Buongiorno. Labu rītu, godātie kolēģi. Atsākam plenāru sēdi. Pirmām kārtām gribu pastāstīt jums. Pirmā pastāstīt, ka deputāti ir nolēmuši pieņemt sankcijas pret runātāju, kas neievēroja noteikumus. Tas ir saskaņā ar trešo pantu, trešo ievilkumu reglamentā attiecībā uz deputātu uzvedības kodeksu. Te notika zināms interešu konflikts. Un 7. jūlijā tika piemērots eh, naudas sots. Deputātam tagad divas nedēļas pēc paziņojuma ir iespēja nākt klajā ar uh, apstrīdēšanas pieprasījumu. Viņš var vērsties pie parlamenta prezidija šai jautājumā. Un pirms mēs tālāk eh, ķeramies pie balsošanas rezultātiem. Otrā balsoš, otrais balsošanas laiks, kas notika vakar. Un tie ir šādi attiecībā uz īpašajām normām un noteikumiem autotransporta nozarē strādājošo transporta līdzekļu vadītāju norīkošanai darbā noraidīts. 5. Eh, noraidīts, 28. 6. 7. noraidīts, 29. 8. 10. 11. noraidīts, 9. un 30. noraidīts, 31. noraidīts, 12. 32. noraidīts, 13. 33. noraidīts, 14. 34. noraidīts. 35. noraidīts, 15. noraidīts, 36. noraidīts, 16. noraidīts, 37. noraidīts, 17. noraidīts, 18. un 38. noraidīts, 19. un 39. noraidīts, 20. noraidīts, 21. noraidīts, 22. noraidīts, 40. noraidīts, 24. noraidīts, 2 un 25 noraidīts, 26 noraidīts, 3 noraidīts, 4 un 27 noraidīts. Savukārt, kas attiecas uz iknedēļas un ikdienas transporta līdzekļu vadīšanas laikiem, minimāliem pārtraukumiem, atpūtas laikposmiem un pozicionēšanu ar tahografu palīdzību. Šajā ziņojumā grozīta 10. grozījums noraidīts, 11. noraidīts, 4. noraidīts, 12. noraidīts, 13. noraidīts, 5. noraidīts, 6. noraidīts, 7. noraidīts, 8. noraidīts, 14. noraidīts, 15. noraidīts, 16. noraidīts, 17. noraidīts, 18. noraidīts, 19. noraidīts, 9. noraidīts, 9. otrā daļa noraidīts. 20. un 3. noraidīts. Tālāk attiecībā uz ziņojumu pielāgošanās norisē autotransporta nozarē. 7, 27, 17 noraidīts, 8, 18 noraidīts, 9, 19 noraidīts, 1 un 10 noraidīts, 20 noraidīts, 11, 21 noraidīts, 22 noraidīts, 12 noraidīts, 12. otrā daļa noraidīts, 24. noraidīts, 3. 14. noraidīts, 4. noraidīts, 5. noraidīts, 15. noraidīts, 6. un 16. noraidīts. Tālāk ziņojums par krāpšanas apkarošanu Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzībai. 14. pants pieņemts, 18. pieņemts, 18. otrā daļa pieņemts, 23. pieņemts, 52. pieņemts, 53. pieņemts, 57. pieņemts, 58. pants pieņemts, 61. pieņemts, 62. pieņemts, 63. pirmā daļa pieņemts, 63. otrā daļa pieņemts, 64. pieņemts, 65. pieņemts, 66. pieņemts, 69. pieņemts, 111. pants pieņemts. Tālāk, kas attiecas uz padomes nostāju attiecībā uz specifiskām normām, attiecībā uz nosūtītiem transporta līdzekļu vadītājiem, attiecīgi autotransporta nozarē, kā arī attiecībā uz šo otru ziņojumu ikdienas un ikdienas transporta līdzekļu vadīšanas laiki. Šai gadījumā visi grozījumi ir noraidīti. Un, kā jau minēju, tātad, lūk, neviens grozījums apstiprināts netika, nekādu citu pieprasījumu saņēmuši nesam, un atbilstīgi 67. reglamenta pantam mēs uzskatām šo padomas nostāju par apstiprinātu abos, zi, abu ziņojumu gadījumā. Nu, un tad tagad tā pāriesim tālāk pie pie pirmā balsojuma laika šodien. Jums ir dokumentos pieejami visi šie saraksti. Balsošana sāksies no 9.15 un ilgs līdz 10.30. Visi balsojumi notiek personāla balsojuma kārtībā un deputāti par šiem balsojumiem tiks in informēti, attiecīgi publicējot dokumentu plenārsēdes mājaslapā. Balsu paskaidrojums iespējams iesniegt rakstiski, izņēmumu kārtā eh, maksimāli 400 vārdu apmērā. Līdz ar to paziņoja pirmo balsošanas laiku par atvērtu, respektīvi tas sākas, un rezultāti tiks paziņoti 14.15. šodien. Thank you. Kolēģi, eh, e kolēģi, un attī. Godātie kolēģi, vēl mirkli, vēl mirkli jūsu uzmanības. Man ir jums paziņojums. Kā jūs zināt, Hongkongā pagājušajā nedēļā stājās spēkā jauns drošības, nacionālās drošības likums. Situācija mm, kopš tā laika ir kļuvusi arvien dramatiskāka Ikdiena, kas paiet, saņemam, ikdienu, kas paiet, saņemam ziņojumus, informāciju par arestiem, par vardarbību, nā, netiek piemērota pulcēšanās brīvība, vārda brīvība tiek liekta, bibliotēkas skolas tiek uh, slēgtas un tiesības tiek liektas. Jāsaka, visa šī notikuma attīstība mūsos rada lielas bažas Es, protams, un es domāju, arī jūs admi, apbrīnojat šo Hongkongas iedzīvotāju drosmi, kas iziet eh, demonstrācijās, lai iestātos par savu personas brīvību, par demokrātiskām tiesībām, par demokrātisku valsti. Un jāsaka, viņi šobrīd ir demokrātiska sabiedrība, kurā valda tiesiskums Mm, jāsaka, demokrātija, vārda brīvība bija daļa no ikdienas dzīves, bet šobrīd pastāv risks, ka šīs vērtības tiks eh, mīdītas kājām, tiks liektas, un mums kā parlamentam vajadzētu izrādīt solidaritāti šiem cilvēkiem, ieņemot spēcīgu nostāju un iestājoties pret šo totalitārisma varas uzbrukumu demokrātiskām tiesībām. Domāju, ka runāju visu mūsu kolēģu vārdā, kad aicinu attiecīgās varas iestādes respektēt starptautiskās saistības un pamatbrīvības. Lielas paldies par uzmanību! Un tagad pavisam neliela pauze. Darbu aksās atsāksim 9.15 ar darba kārtības jautājumiem.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 Good morning, everybody. We are starting now with the debate. Labrīt, sāksim debates. Un darba kārtībā ir paredzētas uh, kopīgas debates par uh, padomas un uh, Savienības augstākā pārstāvja mm, ārlietās paziņojumiem par Eh, trim eh, savstarpēji saistītiem jautājumiem. Igadējais 2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām, eh, vidusjūras austrumu daļā un situācija tur un Turcijas negatīvā ietekme un situācija Baltkrievijā. Nav paredzēta iespēja uzdot uh, zilās kartītes jautājumus vai piedalīties brīvā mikrofona procedūrā. Un tagad vārds augstajām pārstāvim Borela kungam. Honorable, honorable members. Godājumie deputāti. Tā kā manā rīcībā nav pārāk daudz laika, ķersimies uzreiz pie lietas par ziņojumu par demokrātiem un cilvēku, demokrātiem cilvēktiesībām pasaulē 2019. gadā. Ļoti būtisks temats ziņojumā ir e, saikne starp cilvēktiesībām un vidi. Decembrī es piedalījos e, cilvēktiesību fórumā Un mēs uzklausījām dažādas liecības no cilvēktiesību aizstāvjiem viscaur pasaulē. 2018. gadā 77% cilvēku tiesību uh, aizstāvji uh, to vidū mm, bojā gājušie. 77% no viņiem strādāja pie vidas jautājumiem. Šis apstākļus vieš lielas bažas, un mums ir jāpievērš šim jautājumam liela uzmanība. Tāpat ziņojumā ir pasvītrota sakarība starp mūsu sabiedrības digitālo pārveidu un cilvēktiesībām un demokrātiju. Jaunās tehnoloģijas nāk ar jaunām iespējām veicināt cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, bet arī rada neskaidrību, izaicinājumus, un tāpēc mums ir nepieciešams pievērst šim jautājumam lielāku uzmanību un regulēt mākslīgās inteliģences ētiskos aspektus. Mēs atzīmējam 25. gadījumu, eh, gada dienu Pekinas deklarācijai par dzimumu līdztiesību. Diemžēl saskaņā ar ANO statistiku viena trešā Daļa pasaules sieviešu turpina ciest no kaut kāda veida vardarbības savā dzīvē, neraugoties uz to, ka mēs tik daudz paļaujamies uz sieviešu ieguldīto darbu, uz sieviešu devumu cīņā pret pandēmiju pasaulē. Tāpat arī godējumi deputāti ir atsevišķas labas ziņas par eh, cilvēktiesību demokrātijas progresu pasaulē. Piemēram, eh, Čādas lēmums eh, atcelt nāvis sodu, Sierra Leones lēmums. Uh, lēmums par meiteņu skolas apmeklēšanu, Šrilankas lēmums eh, pilnībā aizliegt bērnu eh, darbu zonu, atsevišķās zonās. Eh, pakāpeniski tomēr mēs virzāmies uz priekšu šajās jomās. Tunisija, Šrilanka, Gambija ir parādījušas demokrātiskus progresus un uh, Diemžēl autokrātija ir 2019. gadījumā ir eh, turpinājusies, bet arī turpinās pretestību diktatūrām. Es var, eh, gribētu runāt vairāk par šo ziņojumu, bet saskaņā ar darba kārtību man ir jāpāriet pie otra punkta, kas ir stabilitāte un drošība vidusjūras reģionā un Turcijas negatīvā loma. Tāds ir darba kārtības otrā punkta virsraksts. Es tikko atgriezos no intensīvām diskusijām par Turciju un Maltu. Iepriekšējā nedēļā es apmeklēju Grieķiju un Kipru. Mēs apliecinājām Eiropas Savienības solidaritāti, un ir skaidrs, ka stabilitāte un drošība vidusjūras reģionā pieprasa mūsu kolektīvo iesaistīšanos. Gadiem ilgušais konflikts Lībijā un Sīrijā ir ietekmējis šo reģionu un tiešā veidā ietekmē mūsu intereses un drošību attiecībā uz migrācijas kontroli, cīņu pret terorismu un skāra Sahela un arī e, tuvo austrumu reģionu. E, Turcija ir iesaistījusies šajā gadījumā konfliktu risinājumos gan Sīrijā, gan Lībijā. Tie ir būtiskākie konflikti, un mums bija e, ievērojamas domstarpības ar Turciju šajā sakarā. Pa oktobrī Padome nosodīja Turcijas militārās operācijas Sīrijā, tomēr jāatzīst arī punkti, kuros mūsu intereses sakrīt. Turcija ir parādījusi solidaritāti un augstsirdību attiecībās vairāk nekā 3,5 miljoniem Sīrijas bēgļu un ir sniegusi pārobežu humāno palīdzību pārvietotajām personām Un man ir jāpauž nožēla par drošības padomes lēmumu e, neturpināt robežas e, atvēršanu starp Turciju un Idlibu. E, Lībijā mums ir jādarbojas kop, kopīgi vairāk, un arī es to atgādināju vakar savā runā drošība, eh, drošības padomē, uzsverot to, cik svarīgs ir Berlīnas process un mūsu apņemšanās eh, ieviest eh, ieroču embargo ar mūsu līdzekļiem, un mēs turpināsim sekot aizdomīgām uh, plūsmām neatkarīgi no to izcelsmes. Tāpat eh, eh, Turcija ir palielinājusi savu lidojumu skaitu virs Grieķijas eh, salām Egejas jūrā. Un ir vai eh, šajos punktos nosūtīti skaidri vēstījumi Turcijai. Mēs esam apņēmušies aizstāvēt mūsu principus, vērtības robežas un dalību valstu suverēnās tiesības. Un arī mēs eh, turpināsim meklēt politisku risinājumu Sīrijai un Lībijai. Turcija ir svarīgs partners, kandidāta valsts un NATO sabiedrotais. Un ikvienu negatīvu tendenci mūsu attiecībās. Es to sacīju eh, Ankarā pirms eh, pāris dienām. Mūsu Turcijas kolēģiem, eh, ārlietu un aizsardzības ministriem pašreizējās negatīvās tendences mūsu attiecībās ir jāpārtrauc un jāpavērš pretējā virzienā. Eh, lai mēs varētu padarīt vidusjūras reģionu pār drošāku zonu, to varēs eh, panākt tikai ar dialogu un domstarpību noregulēšanu. Eh, Par šiem jautājumiem es runāju ar turku kolēģiem pagājušajā nedēļā, uzsvarot kopīgo interešu aspektus. Un pirmdien tiekoties ar ārlietu ministru, mēs eh, ris, eh, runāsim par turpmākiem jautājumiem. Pēdējais eh, jautājums darba kārtībā ir Baltkrievija. Izklāstīšu pēdējo notikumu attīstību un aicinu pie, norā, norādu uz to, ka E, valstī tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, ņemot vērā tuvās prezidenta vēlēšanas. Mēs esam pievērsuši lielu uzmanību e, biedrošanās pasākumiem, tāpat e, vēršanos pret žurnālistiem, aktīvistiem, opozīcijas kandidātiem ir jārespektē pamat brīvības valstī un ir jānodrošina pilsoniskās un politiskās tiesības visiem. Mēs ceram, un esam aicinājuši bez nosacījumiem un nekavējoties atbrīvot visus politiskos uh, pretiniekus, un mēs ļoti cieši sekosim prezidenta vēlēšanām uh, lai varētu stiprināt brīvību, suverenitāti un neatkarību Baltkrievijā, kas ir vienīgais veids, kā veidot labklājības pilnu nākotni tās pilsoņiem. Baltkrievija ir apliecinājusi aktīvu dalību austru partnerībā, ir sasniegts eh, taustāms devums, it īpaši vīzu nolīgumā, kurš ir stājies spēkā 1. jūlijā un eh, mūsu ekonomiskā sadarbība ir mūsu savstarpējās interesēs, ņemot vērā geogrāfisko tuvumu, kā arī par to, kā uzlabot eh, vides un klimata aizsardzības standartus visu Eiropiešu un Baltkrievijas interesēs. Tā kā nepastāv saistošie tvernolīgumi, eh, Eh, Eiropas Savienības Baltkrievijas partnerības prioritātes ir nopietnas mērķis, un es domāju, esam vienojušies par nopietnām politiskām prioritātēm, kā cilvēktiesības, kodoldrošība un mēs tādā veidā gūsim lielāku caurskatāmību un atbildību mūsu attiecībās. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, mēs esam atvērti turpmākajām attiecībām ar Baltkrieviju un turpinām atbalstīt Baltkrievijas suverenitāti un neatkarību. Tomēr šāda notikuma attīstība var tikt balstīts tikai uz pozitīvu attīstību, demokrātijā, cilvēktiesībās un pamat brīvībās. Un es eh, ar to atgriežos pie saviem eh, sākotnējiem vārdiem 9. augusta prezidenta vēlēšanas būs ļoti nozīmīgs uh, uh, pagrieziens un turpinājums eh, mūsu turpmākajās attiecībās. Paldies! Paldies, eh, viceprezidenta kungs! Tagad eh, vārds politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms uzstājas Manfreds Vēbers, ETP e grupas vārdā. Priekšstādātājs kundze, augstais pārstāvis, kolēģi. Um, mūs ar Turciju daudz kas saista kopīgas ekonomiskās intereses, kopīga vēsture, dalība NATO, daudzi turki dzīvo uh, Eiropā, daudz eiropieši Turcijā, un arī mums ir sadarbība uh, bēgļu uzņemšanas jomā. Be, uh, Tādēļ tomēr ETP eh, e eh, ir pieprasījis organizēt šīs dienas debates, jo notiek regulāri uzbrukumi Grīķijas robežai. Tāpat eh, tas, kas notiek Lībijā, tāpat tiek ierobežota preses brīvība, tiek ierobežota pilsoniskā uh, sabiedrība, migranti, migrantu situācija pie mūsu ārējām robežām un uh, jau uh, Eh, februārī notika eh, uzbrukumi mūsu ārējai robežai, cenšoties veicināt nelegālu migrāciju, un eh, mēs paziņojām, ka neļausim mūs šantažēt, to paziņojām. Erdoganam, bet šīs problēmas skar ne tikai Grieķiju, Kipru un Turciju, bet tās ir visas Eiropas Savienības kopīgās problēmas. Un uh, mēs vēlamies uh, teikt prezidentam Erdoganam, ka Eiropas Savienība ir gatava atgriezties pie partnerības, sadarbības, bet mums ir nepieciešams partners, lai to darītu. Mēs neesam naivi. Un uh, muitas uh, savienība, kas Turcijai ir izšķiroši svarīga ekonomiskā ziņā, ir viens no uh, instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Iestošana, iestāšanās. Uh, sarunas ar Turciju ir bijusi kļūda, kas ir uh, radījusi lielu uh, vilšanos Turcijas pusē, un mums šī uh, sadaļa ir jāslēdz un jāsāk jauna sadarbības sadaļa un jāveido partnerība ar Turciju. Paldies, Vēberkungs! Tagad sociāla demokrātu grupas vārdā Santos kundze. Priekšsēdētāji, augstā pārstāvkungs, mēs šodien runājam par eh, ziņojumu par demokrātiju un cilvēktiesībām pasaulē. Un, diemžēl nevaram teikt, ka ir bijusi eh, liela virzība un progress pēc iepriekšējā ziņojuma. Progress ir visai lēns, neraugoties uz to, Tas nav un nekad nebūs tikai vēl viens kārtējais ziņojums. Katru gadu šīs ziņojums mums stāsta par rasisma upuriem, par vietējo iedzīvotāju padzīšanu no savām zemēm, par cilvēktiesību vidas aktīvistiem, kuri tiek apklusināti un dažkārt nogalināti. Tas mums stāsta par cilvēkiem, kuri cieš no necilvēcīgas izturēšanās, spīdzināšanās, par karu, par vajāšanu, par badu un kas nereti tiek nogalināti netālu no mums, no mūsu robežām, tād, kād viņi tikai meklēja iespēju rast sev drošu un cilvēku cienīgu dzīvi. Tāpat šis ziņojums mums stāst par miljoniem cilvēku, kuri pieprasa taisnīgumu un respektu tām tiesībām, kuras mēs uzskatām par nedalāmām un universālām, par cilvēkām, kuras E, gaida, lai mēs varētu to, ko deklarējam šodien, e, īstenot rīt e, nu, runā par Eiropas Savienības vērtībām, par cīņu pret nesodāmību un par to, ka ir jāievieš Eiropas sankciju sistēma pret cilvēktiesību pārkāpējiem, par to, ka ir jāveido pienācīgas uzraudzības mehānisms, eh, kas sekotu cilvēktiesību pārkāpumiem un eh, noziegumiem pret eh, vidi un šos aspektus iekļaut mūsu tirzniecības nolīgumos. Tāpat arī noteikt mūsu migrācijas un patvērumu paktu, kas atbalstītu un stiprinātu mūsu vērtības. Paldies, Santos kundzei. Tagad uh, Rodrīgais Ramas kundze arī ņu grupas vārdā. Gracias, Paldies, eh, augsto pārstāvi, priekšsēdētāji. Šīs ziņojums ir ļoti svarīgs šogad, jo tas eh, noslēdz vēl vienu nodaļu ceļu kārtē ceļā uz demokrātiem cilvēktiesībām. Ir pozitīvi aspekti, jūs tos nosaucāt, bet ir arī ļoti daudz negatīvu elementu šajā ziņojumā, un es vēlētos arī norādīt pozitīvā veidā to, ka tiek atzītas klimatiskās pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zudums kā nopietnas cilvēktiesība apdraudējums, un es domāju, ka mēs esam šajā ziņā uz pareizā ceļa. Tomēr jāatzīmē, ka 19. gads ir jāatzīmē, ka ļoti neveiksmīgs, jo tas bija veiksmīgs populismam, kurš vēršas plašumā, kurš apdraud demokrātijas un tāpēc pasliktina cilvēktiesību un brīvību stāvokli. Ar katru reizi vairāk mēs redzam, ka demokrātija demokrātiju vājināšanās notiek no iekšienes, izmantojot demokrātiskas institūcijas, lai veidotu autokrātiskus režīmus. Un mēs to redzam, kā notiek vēršanās pret tiesu varu, pret preses brīvību. Preses brīvība ir fundamentāls jautājums, tāpēc mēs demokrāti nedrīkstam pieļaut nevienu e, gadījumu, kad tiek e, attaisnota vēršanās cīnās pret preses brīvību. Tāpēc lai Eiropa būtu efektīva un koherenta cilvēktiesību ziņā, mums ir jāstrādā vairāk nā jebkād multilaterālisma intereses. Tas nozīmē aizstāvēt starptautisko legalitāti, jo tādā veidā mēs aizstāvam visu tiesības. Tāpat augsto pārstāvi mums ir jāpātrini uh, darba kārtības 20, 30 ieviešana un visbeidzot mums ir jāstrādā, lai veidotu demokrātiskākas sabiedrības, e, iekļaujot e, arī e, migrācijas aspektu un risinot piespiedu pārvietošanas jautājumu un mazinot tos faktorus, kuri rada ne nelegālo migrāciju. Paldies, Rodrīgas kundze. Tagad identitātes un demokrātijas grupas vārdā Bens Berts Jans uh, Bergs. Uh, mani uh, satrauc uh, tas, ka šīs uh, cīņa par cilvēku tiesībām notiek politiskā vakumā. Šobrīd uh, lielākā humanitārā katastrofa notiek J Jēmenā. Uh, Eh, ir eh, militāri grupējumi, ir sagrauta eh, sabiedrības struktūrā, plosās epidēmijas. Un tomēr mēs ļoti maz ko lasām precē par šo jautājumu. Šīs uh, problēma ir nodota ANO, Sauda Arābijas uh, pārziņā. Tāpat tiek ierobežota reliģiskā brīvība, to mēs nostodām, bet mēs nerunājam gandrīz neko par kristiešu vajāšanu. Šajā ziņojumā man uzkrita ziņojums par afgānu sieviešu ekonomiskās patstāvības atbalstīšanu un Protams, tas ir atbalsts pasākums, bet nav nekas runāts par plašāku politisku kontekstu, par vēlēšanu rezultātu viltošanu un to, kas, ko dara jaunā valdība. Mēs veicam Eh, mums tiešām būtu jāiestājas par vājākiem eh, sabiedrības locekļiem, nevis runāt par blakus lietām. Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Noimans Kunze. Borelkungs kolēģi janvārī šajā gadā mēs parlamenta rezolūcijā par 2018. gada ziņojumu aicījām komisiju un padomu izveidot vienotu procedūru vīzu piešķiršanai cilvēku tiesību aizstāvjiem, bet nekas nav noticis. Situācija ir vēl pasliktinājusies, kad uzdevu jautājumu komisijai šā gada martā saņēmu šādu atbildi komisija nav informēta par sistemātiskām problēmām, ar ko saskars cilvēku tiesību aktivistiem, uh, pieprasot uh, ieceļošanu un patvērumu. Vai tiešām tā ir nopietna atbilde pagājušā uh, gadā? Uh, oktobrī 25 gadus vecs LGBT aktivists pieprasīja vīzu Beļģijas vēstniecībā un viņš neseņēma nekādu atbildi. Un viņam tagad draud tiesas process Turcijā par miermierīgu LGBTI protesta uh, organizēšanu. Uh, Un, lai saņemtu vīzu, ir jābūt uh, laulībā, pastāvīgu darbu vai ir jābūt konfliktā ar uh, valsts iestādēm, bet LGBTI uh, neizpild šīs prasības tieši tādēļ, ka viņi dara to darbu, kas viņiem būtu jādara, un pēc tam mēs dzirdam, ka nesot sistēmisku problēmu. Cilvēku tiesību aktīvisti ir mūsu partneri, bez viņiem mēs neko nevaram panākt, lai uh, iestātos par cilvēku tiesību ievērošanu visā pasaulē. Tagad viņu darbības iespējas sašaurinās, un mūsu visu politiku šo rīcības brīvību ierobežo vēl vairāk. Tādēļ es aicinu jūs kopā ar komisāru Johansonu pārtraukt šo netaisnīgo situāciju un nodrošināt vīzu piešķiršanu šiem cilvēkiem, lai viņi varētu pārvietoties, piedalīties konferencēs, jo mūsu uzdevums ir aizstāvēt tos, kas cīnās par demokrātiju un cilvēktiesībām, nevis vēl vairāk sarežģīt viņu dzīvi. Paldies! ECR grupas vārdā uzstājas Raisenkungs. Lūdzu. Godātais Borela kungs, es pastāvīgi saņemu izziņas uz uh, mobilā telefona par diskrimināciju, draudiem, uzbrukumiem. Uh, iebaidīšanu un par uh, to, ka cilvēki iet bojā tikai tādēļ, ka viņi ir kristieši. Arī vakar saņēmu informāciju par kādu sievieti Indijā, kuru nogalināja, kad viņa lasīja kritušos uh, zarus mežā. To izdarīja indiešu, hindusu uh, ekstrēmisti un viņai palika četri mazi bērni. Eh, Eiropas Savienība iestājas par eh, reliģijas brīvību, bet man šeit ir daudzi jautājumi. Mani priecē tas, ka komisija atgriezusies pie šī darba, un tas ir nepieciešams vēl eh, vairāk šobrīd. Ir nepieciešams atbilstošs darbinieku skaits un finansējums. Uh, Eh, jo eh, iepriekšējā sasaukumā reliģijas brīvības eh, nodaļa bija ļoti neliela ar maziem resursiem. Reliģijas brīvība netiek pietiekami izcēlta Eiropas Savienības darba kārtībā, šeit ļoti daudz kas vēl būtu darāms. Uh, Eiropas komisijai ir jāizdara spiediens, ka tiek noslēgti vai atjaunot tirzniecības līgumu ar valstīm, kur tiek ierobežot reliģijas brīvību. Tirzniecība, protams, ir laba lieta, bet reliģijas brīvība ir kaut kas vēl labāks un daudz svarīgāks, un mums nevajadzētu baidīties izdarīt spiedienu uz komisiju šai jautājumā. Tagad vārds Ungaram Krespo, vārds Kreiso grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Boroļkungs, 19. gadā Eiropas Savienība norāda, kā bija līderi cilvēktiesība aizsardzībā. Manā izpratnē tas bija gads, kad tika noslēgts Merkosur nolīgums, kamēr Bolsonaro Eh, veicināja vietējo dzīvotāju pazīšanu no saviem agoliem. Tāpat tas bija gads, kad Kārola Raketa un citi aktīvisti tika kriminalizēti par to, ka viņi glāba cilvēks no drošas nāves vidusjūrā. Kamēr šis pats parlaments eh, noraidīja rezolūciju, kurā eh, tika lūgts atjaunot glābšanas un meklēšanas procedūras vidusjūrā. Tas bija gads, kad tika ignorētas starptautiskās tiesības tiesības un ratificēts komercnolīgums ar Maroku, kas iekļauj Sahāras okupētās teritorijas. Eh, tas bija gads, kurš sekoja tādu nozīgu, noziegumu atzīšanai, ko iztenoja e, Erdogana un Al-Sisi valdības. Es domāju, ka mums ir nevis jādod norādījumi citiem, bet jārāda piemērs, noslēdzot e, mūsu tirzniecības nolīgumus, e, aizstargājot cilvēktiesības mūsu tirzniecības nolīgumus vidusjūrā un Eiropas Savienībā. Kolēģis Kastaldo neatrodas zālē, tagad vārds Lopes Angelikungam. Paldies, priekšsēdētājs, augstā pārstāvkungs. Šodienas ziņojums atzīmē cilvēku tiesību uh, veikumu periodā starp 15 un 19 gadu, un viens no būtiskiem aspektiem šajā ziņojumā ir vēršanās pret spīdzināšanu. Nozīmīgs rīks ir cilvēktiesību dialogs ar trešajām valstīm, kā ar Kūbu 19. gada oktobrī, kur vēl aizvien, diemžēl, ir uh, apziņas dēļ ies uh, lodzītie aizturēšanas, ko uh, modernā pasaule atzīst par verdzību. Vēl viens pasākums bija veicināt demokrātiju un cilvēktiesības un tiesiskumu uh, pārējā pasaulē. Tika īstenots astotas novērošanas un septiņu ekspertu misijas, lai sekot vēlēšanu procesiem. Šie resursi varētu uh, nodrošināt demokrātisku pārēju Venecuēlā ar taisnīgām, brīvām, caurskatāmām vēlēšanām, anulējot režīma pūliņus uh, korumpēt demokrātiskās institūcijas institūcijas un uzņemties neleģitīmu politisko partiju vadību. Augstā pārstāvkungs, izmantojiet visus rīkus, kas ir jūsu rīcībā, lai eh, demokrātija eh, tiktu īstenota un atjaunota valstīs, kuras cieš no diktatūras. Kulīgina Arina. Paldies, tagad vārds Arēnas kundzei. Nākošais runātājs Marija Arēna. Paldies! Augsta pārstāvkungs, pirms Covid cilvēktiesību stāvoklis at, eh, daudzos pasaules reģionos eh, bija krietni iepakaļ Eh, iekavēts, bet eh, Covid padarīja šo stāvokli vēl nopietnāk. Mēs redzējām jauniešu un mazāk jaunu cilvēku eh, protestu kustības, kuras tika apspiestas karantīnas laikā. Piemēram, Hongkongas pro-demokrātu kustība, kustība Alžīrijā tāpat kustības Irākā. Uh, Čīlē un citās valstīs. Tāpat arī mēs redzam eh, kustības eh, Savienotajās valstīs, Black Lives Matters un arī kustības Eiropā. Mums ir izdevies Eiropā izveidot stabilu cilvēktiesību politiku, un esmu gandarīt par iniciatīvu veidot jaunu sankciju mehānismu, lai ķertos pie tādām realitātēm, kuras mīda kājām cilvēktiesības, bet mums ir jārīkojas konsekventi visās politikās, ir jārespektē līgumi, ir tīpaši 21. pāns. Vai tas attiektos uz tirzniecības politiku, migrācijas, humāno attīstības, klimata politiku, visām šīm politikām ir jāņem vērā princips kas nenodarīja ļaunumu. Neviena Eiropas politika nedrīkst radīt vai veicināt cilvēku tiesību vājināšanos pasaulē. Tāpēc ir nepieciešams ambiciozāks Eiropas regulējums, kam ir jābūt efektīvākam un vairāk iekļaujošam ar pilsonisko sabiedrību. Tāpat ir jācīnās pret nesodāmību, atbalstot starptautisko kriminālu tiesu. Paldies! Lielas paldies! Nākamais kolēģis, kolēģis Andrews. Lielas paldies priekšādātāji! Ko tātais augstais pārstāv vēlos izmantot šo iespēju lai runātu par īpašā pārstāva Sīrijas konflikta jautājumā izveidi. Šobrīd ir, um, piemēram, ASV vēstnieks, bet nav no mūsu puses šāda īpaša pārstāva, bet es domāju, tas ir vienīgais risinājums, kā panākt ilgspējīgu um, risinājumu. Mēs nevaram to visu atstāt Krievijas rokās, šo cilvēku likteni Krievijas rokā. Kā jūs zināt, tad rītdien pārobežu operācija rezolūcija, ar kuras palīdzību tiek piedāvāta uh, humanā palīdzība miljoniem sīriešu, savu darbību beidz. Ķīna un Krievija mm, izteica veto balsu un nepagarināja šo rezolūciju. Esmu četrus gadus strādājis humanitārajā organizācijā Sīrijā, un jāsaka, var paust tikai un vienīgi milzīgu sašutumu un apkaunojumu par to, kā starptautiskā sabiedrība nespēja aizsargāt Sīrijas iedzīvotājs. Jau desmit gadus ilgs šis konflikts, eh, kur ietvaros piedzīvoja ķīmisko ieroču uzbrukumus un tam līdzīgi, un tagad mēs nevaram piedāvāt pat humāno palīdzību, tas ir briesmīgi. Nākamā gada martā būs desmit gadi, apritēs desmit gadi, koši aizsākās konflikts Sīrijā. Es gribētu jūs aicināt izvēlēt tomēr iecelt šādu īpašo pārstāvu Sīrijas konflikta jautājumiem, tā lai varētu sākt veidot kaut kādu ilgspējīgu risinājumu. Lies paldies, turpinām darbu, nākamā runātāja kolēģi Tovaljērī. Lies paldies priekšādātāji. Eiropa raugās uz cilvēktiesību situāciju visā pasaulē, un tas nenoliedzami ir ļoti vērtīgs darbs. Bet tāpat laikā Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai arī izteikties daudz noteiktāk, izteiksmīgāk runāt par visiem tiem pārkāpumiem, kas tiek pie, pieredzēti, un ne tikai ārpus Eiropas Savienības kā mēs, piemēram, novērojam, pastāv vardarbības pieaugums, tāpēc, ka ir ļoti plaša um, migrācijas plūsma no tradicionāli musulmaņu valstīm kuru, kur kultūra ietveros notiek tāda praksa, kā piemēram sieviešu ģenitālija, kropļošana un tam līdzīgi. Šādi cilvēki ir ieradušies Vācijā mm, tūkstošiem vien, turklāt eh, šo kultūru ietveros notiek arī piespiedu laulības, sievietēm obligātā kārtā jā, eh, jānēsā seju aizsadzoši lakati. Un jāsaka, starptautiskā sabiedrība nav izteikusies ne pret vienu no šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram vilcināties ar reakciju arī uz šādiem jautājumiem. Gan Eiropā, gan atsevišķās dalībvalstīs mums ir jā, jāiestājas pret šāda veida parādībām. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji! Nākamā runātāja Heidī Hautalā, lūdzu. Godātais priek, godātā priekšādātāja, godātais augstais pārstāve, Igadējā cilvēktiesību ziņojumā tā rīcību joma un iniciatīva klāsts, ko īsteno Eiropas Savienība, ir uzteicams. Un tāpat laikā ir tādas tiesības, kas juridiski nav īstenojamas, un ja tās nav juridiski īstenojamas, tad tās ir tiesības tikai vārda pēc. Gadiem Eiropas parlaments sako līdzi attīstībai pilsoniskajā sabiedrībā, un beidzot konstatējam, ka arī arvien pieaugošu dalībvalstu skaits un komisijas saprot, ka ir vajadzīgas obligātas tiesību normas cilvēktiesību tiesību jomā. Likuma spēks. Aprīļa beidā, beigās piedzīvojām situāciju, kad komisija nāca klajā ar likumdošanas iniciatīvu par um, obligātu cilvēktiesību normu ievērošanas normu uh, izstrādi tiem uzņēmumiem, kas darbojas ES teritorijā. Un tagad komisija ir apņēmusies sagatavot darba kārtību cilvēku tiesību jautājumu nodrošināšanu. Un jāsaka, nu, pēdējais laiks, nu, diena, to sen vajadzēja darīt. Dalības, Eiropas Savienība vienmēr runāja par to, ka dalību valstīm jāpieņem rīcības plāns, bet, nu, vajadzētu pārliecināties, ka, um, nu, tas ir arī Eiropas Savienības līmenī. Nereti gadās tā, ka kurpnieku bērniem paš, pašiem kurpju nav. Tātad jādomā krietni vairāk par kopēju darbību šai ziņā. Domāju, ka tagad ir pienācis arī īstais laiks Eiropas Savienībai sākt jēgpilnu ieguldījumu starptautiskās sarunās ANO ietvaros par cilvēktiesību jautājumiem. Jo tad, kad mēs, nu, tāpēc, ka beidzot esam sākuši rīkoties arī pašmāju ietvaros, tāpēc lūkšu jūs mudināt dalībvalstis uzsākt šīs sarunas. Paldies, liels paldies, saka priekšādātāji. Tālāk runās kolēģis Pučdemons. Liels paldies, priekšādātāji. Mm, mēs vēlamies ievērot cilvēktiesības, raugamies uz to, ka cilvēktiesības tiek ievērotas visā pasaulē, bet jāsaka, Eiropas Savienībai nav tādas morālas autoritātes, un tās nav Eiropas Savienībai tāpēc, ka Eiropas Savienības teritorijā pašā tiek pieļauti dažādi aresti pret, eh, mm, piemēram, tādās valstīs kā Spānijā, pret saviem pilsoņiem, kas tiek uzskatīti par disidentiem, un šāda veida rīcība nepadara Eiropas Savienību uzticamāku citu valstu acīs. Pirms gada Turcijas režīms nolēma atcelt pilsētas mēru no amata mēru, kas bija demokrātiski ievēlots. Līdzīgi notikumi bija arī Spānijā. Spānijas iekšlietu ministrija to tikai apstiprināja, un tas te es runāju par Basku un Katalānijas eh, reģioniem, kur šāda veida amatpersonas tika atceltas bez jebkāda veida procesiem un iemesliem. Un ziņojumā, kas par to tika tik sagatavots, mm, piemēram, Turcijā vismaz notika atsauce, tika iekļauts atsauces par kurdiem un tam līdzīgi, bet Eiropas Savienības ietvaros šāda veida lietām līdz sakots netiek. Šādā, ja jūs rīkosieties atbilstīgāk, tad disidenti visā pasaulē būs jums pateicīgi. Lies paldies, nākamais runātājs kolēģis Milans Mons. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvkungs. Cilvēktiesība ievērošana ir viena no Eiropas Savienības identitātes pazīmēm. Mēs nedrīkstam ne, eh, neatzīt šo dimensiju pietiekamā eh, mērā, un mums ir jāturpina strādāt, lai veicinātu cilvēktiesības pasaulē. Atgādinu, ka valstis, kuras respektē tiesiskumu un cilvēktiesības, ir tās, kuras atbalsta eh, miera eh, centienus pasaulē. No otras puses, pagājušā gada decembrā ārlietu padome eh, vienojās pār sankciju noteikšanu cilvēktiesību pārkāpējiem. Tas ir norādīts arī dokumentā pār Vācijas prezidentūras prioritātēm. Un es vēlētos zināt sīkāk, kādi Eh, ir mērķi, kā, cik tālu ir pavirzījies šis darbs un kā eh, tiks izveidots sankciju mehānisms. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamā runātāja deputāte Volata. Paldies priekšādātā godātais augstais pārstāvs savas, savā uzstāšanās minūtē pievērsīšos Turcijai, jo Turcija ir tā, kas te, regulāri pārkāpj starptautiskās tiesību normas visā reģionā. Kamēr mēs šeit runājam, Turcija tikmēr vairāku Sīrijas ziemeļu reģionus jau ir ieņēmusi un tur apspiež dažāda veida mm, reliģiskās minoritātes, terorizējot tās. Mēs šobrīd šeit runājam, bet Turcija tāpat laikā iejaucas pilsoņu un karos. Um, tur Turcija bieži apdraud arī Eiropas Savienības dalībvalsts, kā piemēram Grieķija un Kipru. Šai gadījumā Eiropa tāpat laikā novērš acis eh, ka, kamēr šī valsts ar savām iekšējām politiskajām problēmām uzvedas ar vien agresīvāk, mīda cilvēktiesības ar kājām un jāsaka kopumā destabilizē visu reģionu. Man tikpat svarīgas liekas tas, ka mēs ievērojam cilvēktiesības arī paši, nevis tikai raugāmies uz pārkāpumiem ārpus Eiropas Savienības robežām, jo tikai tad, ja ievērosim tās šeit paši, tad tikai tad būsim uzticams partners pasaulē. Paldies, nākamais runātājs Jana Toma. Lies paldies priekšādētāji, godātie kolēģi. Atzinīgi vērtēju šīs diskusijas, tās kārtējo reizi parāda, ka Eiropas Savienība balstās uz vērtībām un lielā mērā piekrītu tam, ko teica lielākā daļa kolēģu, bet ļaujiet man tomēr pieskarties vēl vienam citam punktam. 19. gada laikā Eiropas Savienība ir izteiksies par minoritāšu jautājumiem vairāk kārt. Uh, Eh, ANO ģenerālajā asamblējā, attiecīgie padomē Eiropas Savienība runāja ar īpašo eh, pārstāvu par šiem jautājumiem. Minoritāšu jautājumu gadījumā Eiropas Savienība izvēlējās tā eh, atbilstīgus teicienus. Uh, Tika organizēts arī minoritāšu fórums šajā parlamentā. Visa šais ziņojumos tiek minēts, ka ir izstrādāts politi politikas par iekļaujošu izglītību, valodu daudzveidību, minoritāšu tiesībām. Bet vai tiešām mēs rādām labāko piemēru šai gadījumā īpašais? Pārstāvis ir Mm, paziņojis, ka minoritāšu jautājumi ir viens no viņa, prie, viena no viņa prioritātēm. Bet kā tas var būt, ka Eiropas Savienībā simtiem eh, tūkstoši cilvēku joprojām ir bezvaltnieki Balt Baltijas valstīs? Eiropas Savienība ignorē viņu tiesības runāt savā dzimtajā valodā šis jautājums nav ticis risināts. Es gribētu, lai mēs līdzdarbojamies dažādās minoritāšu platformās, bet darām to balstoties uz eh, pašiem, uz paši uz savu rīcību. Mūsu rīcība būtu daudz pārliecinātāka pārliecinošāka tad, ja mēs varētu parādīt piemēru ar savu uzvedību. Paldies, nākamais runātājs Mislavs Kolakušičs. Priekšsādātāji godātie kolēģi. Lai mēs varētu sprediķot citiem par cilvēku tiesībām ārpus Eiropas Savienības, mums pirmām kārtām vajadzētu paraudzīties pašiem uz sevi. Mums ir jāsaredz un jāsaprot un jāpārliecinās, ka šīs tiesības tiek ievērotas. Kā, kas notiek Spānijā, Katalānijā? Tur notiek burtiski politiski mm, virzītas tiesas prāvas, un par tām mēs šeit parlamentā klusējam, par to nerunājam nemaz. Turklāt ir arī pamata pamat cilvēktiesību pārkāpumi notikuši karantīnas periodu laikā. Atsevišķās dalība valstīs tos īstenoja pat valdības, savukārt citur tādās valstīs kā Horvātija Visa, visas pilnvaras tika nodotas um, vienam kopējam um, slimības kontrolas štābam, kur vispār netika respektēta nekāda veida cilvēku tiesības ne uz pārvietošanos, ne darbu, neko citu. Lielas paldies, saka priekšādātāji, nākamais runātājs. Na, uh, Maksēt Pirbakas kundze, lūdzu. Patīk, Madame la Présidente, mes chers collègues. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es uh, gribēju uh, iezīmēt uh, vēsture Eiropas tautu atmiņu par mūsu, runājot par mūsu kopīgo vēsturi, arī runājot par aizjūras teritorijām, kur cilvēki dzīvojušie cilvēki ir vergu pēcteči, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Es pārstāvu aizjūras teritoriju šeit Eiropas parlamentā cīņa pret verdzību eh, savulaik bija tikpat svarīga kā šodien cīņa pret mūsdienu verdzību, pret šo ekonomisko modeli, kas noved pie vispārējas nabadzības, kā to teica Mārtiņš Luters Kings. Tas ir apdraudējums visai pasaulē. Mums ir jāgodina vergu piemiņu, mums ir jāpanāk izlīgums, lai veidotu nākotni bez diskriminācijas, kur uh, visi uh, Eiropas iedzīvotāji ir vienlīdzīgi miļie Gvadlupas, Martinikas uh, iedzīvotāji. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs kolēģi Kokalārī. Uh, priekšādātāji, godātais augstais pārstāvi un godātie kolēģi. Demokrātija šobrīd piedzīvo uzbrukumus, tiesiskums piedzīvo regresiju un arī individu tiesības tiek apdraudētas. Piedzīvojam autoritāru režīmu spēkā pieņemšanos, piemēram, Ķīnā un Krievijā. Kad mēs sakām, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas, lai aizsargātu cilvēku tiesības, tad šiem vārdiem jānozīmē to, ka mēs piedāvājam Eiropas Savienībai arī atbilstīgus instrumentus šai cīņai, un tas nozīmē, ka mums nepieciešams ieviest globālas cilvēktiesību sankcijas. Um, pēc iespējas ātrāk, jo tie, kas īsteno cilvēktiesību pārkāpumus, uh, ir jānoliek sankciju priekšā. Eiropas Savienībai ir jāaizsargā cilvēktiesību aktīvisti, kas riskē ar savām dzīvībām ikdienu brīvības vārdā, un mums jāpārliecinās, ka tiek atcelts padomē vienprātīgs balsošanas princips par cilvēktiesību jautājumiem, tā lai ES balss cilvēktiesību jomā varētu kļūt spēcīgāka. Jo ja mēs neaizsargāsim šīs tiesības un nerīkosimies to labā, tad kurš to darīs? Lielas paldies, saka priekšādātāji! Nākamais runātājs Marks Angels. Ko tātais augstais pārstāvi? Es gribu uzteikt komisijas centienus un lielāko dalībvalstu centienus um, dzimumu līdztiesības un LGBTI tiesību veicināšanā. Tiešām šādas vērtības ir jāaizsargā visos veidos, vai ar politiskām eh, iniciatīvām, vai finansiālu atbalstu. Un tas ir īpaši svarīgi šobrīd, jo mēs sastopamies ar plašu diskrimināciju šai jomā. Pastāv arī pat tāda kustība, kas vēršas pret dzimumu līdztiesību. Es domāju, ļoti labi arī, ka Eiropas Savienība uzņems daudzpusēju lomu dažādos starptautiskos fórumos, iestājoties par LGBTI tiesībām un tam līdzīgi. Tomēr jāsaka, ka šādas lomas uzņemšanās nozīmē arī, ka mums šīs tiesības jāveicina pašiem savās mājās. Mēs, es gribētu mudināt uh, komisiju un citus ne tik vien izteikties tās gadījumus, ka tiek piedzīvoti pārkāpumi, bet arī rīkoties, kā to esam piedzīvojuši vairākās dalībvalstīs. Piemēram, Polijā tiek pārkāpts LGBTI tiesības, tāpat arī. Uh, Ungārijā pieņemti tiesība akti, piemēram, pret transpersonām un tam līdzīgi. Tāpēc komisija un padomē ir jārīkojas. Un es aicinu rīkoties saskaņoti un pārliecinoši, tad, kad runājam par cilvēktiesībām un to aizstāvīšanu gan pasaulē, gan šeit uz vietas. Lies paldies. Nākamais runātājs Fabio Masimo Kastaldo, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Godātie kolēģi. Augstais pārstāve Jūs savos ievadvārdos teicāt, ka Covid krīze iespējams ir uz visiem laikiem mainījusi mūsu pasauli un sabiedrību. Es gribēju teikt, ka šī pieredze, jāsaka, ir mm, atjaunojusi mūsu cilvēcības sajūtu, bet, protams, kā ārkārtas situācija ir mm, daudzos gadījumos nesus līdz arī pretējo. Nereti šī situācija tika instrumentalizēta, lai īstenotu diskrimināciju un cilvēktiesību pārkāpums. Mums jālapojas ar to, ka esam daļa no tādas sabiedrības, kas nešaubās eh, pacelt balsi, kad redzam cilvēku tiesības topam pārkāptas. Un arī, kad to redzam, piemēram, mūsu tirniecības partneru valstīs. Uh, notiekam. Mums ir jābūt tādam kā cilvēku tiesību aizsardzības bastionam, un mums ir ļoti skaidri jārunā, skaidru valodu jārunā arī starptautiskajos fórumos, atbalstot dažāda veida daudzpusējīgus risinājumus, piemēram, starptautiskās krimināla tiesas darbu, ko, kas šobrīd arī piedzīvo uzbrukums, piemēram, apkaunojošā veidā no ASV. Mums ir jāspēj kopīgiem spēkiem cīnīties pret tiem, kas cilvēktiesības pārkāpj un jārīkojas pēc iespējas straujāk, lai nodrošinātu globālu sankciju sankciju režīmu cilvēktiesību pārpāpumu gadījumos. Nākamais kolēģis Šons Kelijs. Paldies, kolēģi! Atzinīgi vērtēju šo sagatavoto ziņojumu. domāju, ka tajā izpaužas pamatīga un ļoti laba līderība no Eiropas Savienības puses. Un es arī gribētu noliegt galvu Gilmora kunga priekšā, kas bija bijušais īrijas premjers un šobrīd strādā ANO ietvaros. Viņa darbs ir ārkārtīgi svarīgs diskusijā īrijas parlamentā un arī šeit Eiropas parlamentā konstatējam, ka ir skaļāk jāiestājas par cilvēktiesībām, par tiem, kur dzīvības tiek apdraudētas. Par žurnālistiem, par vienkāršiem cilvēkiem. Mēs redzam, kādu, kādu šausmas piedzīvo sievietes daudz kur pasaulē. Piemēram, tas ir vienkārši skandalozi. Redzam, ka ķīmija, eh, Ķīna apspiež cilvēkus, un mums ir par šiem cilvēkiem jāiestājas jo nereti mēs esam vienīgie, kas ir pietiekami spēcīgi, un, un, lai izteiktos par šiem pārkāpumiem. Lielas paldies! Nākamais runātājs Karlos Zoriņu. Augsto pārstāvu kā kungs ziņojums pār cilvēktiesībām un demokratiju pasaulē ir ārā ļoti daudziem būtiskiem aspektiem. Eh, atbalsts eh, multilaterālam dialogam un citi jautājumi, kas vēl aizvien ir svarīgāki ņemot vērā pandēmijas kontekstu. Un, eh, mēs nedrīkstām saskaroties ar autoritārismu pasaulē un vēršanos pret brīvībām novērsties no sava uh, ceļa. Eiropas Savienības ceļam ir jābūt vairāk nekā jebkāda demokrātijas un dialoga atbalsta ceļa. Man arī cīmē tikai viena uh, minūte, un tāpēc es gribētu konkrēti uh, nosaukt stāvokli Mozambikā Kabudelgadu provincē, kurš apdraud visai trausla pārvaldība, kur iedzīvotāji dzīvo ļoti sociāli, ekonomiski sarežģītos un reliģiskas netolerances apstākļos. Ir jāpievērš uzmanība šim aspektam un ir šajā sakarā ir nepieciešams, eh, eh, nepieciešama Eiropas darbība augstā pārstāve kungs. Lūpes. Jūs paldies, nākamais runātājs Havī Lopes. Jā. Paldies, priekšsēdētājs, augstā pārstāve kungs, eh, pal, priekšsēdētāji, paldies par šo sagatavoto ziņojumu. Mūsuprāt, cilvēktiesības stāvoklis pasaulē ir ne tikai satraucošs, bet arī signāls par to, ka globāli tendences pasliktinās gan multilaterālismā, gan protekcijas mehānismos, gan starptautiskās un humanitārajās tiecībās un arī parādoties aizvien vairāk pārvaldniekiem, kur uzskata, ka uh, ir iespējams neņemt vērā to tiesības, kuri nebalso par viņiem. Tāpat parādās uh, aizvien sistemātiskāk bērnu sieviešu tiesību pārkāpšana uh, un arī maz aizsargāto personu protekciju. Eh, tāpat notikumi Latīņamerikā un aizvien vairāk cilvēku tiesību līderu eh, nogalināšanas gadījumi un klimata aktīvistu eh, nogalināšanas gadījumi Eiropas Savienībai jāpievērš tam ir lielāka uzmanība, mums ir jāstrādā kopā. Paldies! Dank, Herr Kollege! Un liels paldies kolēģim Lopezam! Tālāk nākamā kopīgo, kopīgo diskusiju daļa, respektīvi, nāk, runāsim par vidusjūru un Turciju, un nākamais runātājs Kristoforu kungs. Lies paldies priekšādātāji! Šeit no Eiropas parlamenta tribīnes vēlos nosodīt Turciju par tās paustajiem draudiem, šantāžu uh, un rīcību pret Kipru, kas taču ir Eiropas Savienības dalība valsts, un tāpat laikā uh, Es gribētu nosodīt ar Eiropas Savienību par to, ka tā neīsteno nekāda veida pasākums, lai pieliktu punktu šāda veida nepareizai situācijai. Jau rīt viss, jau tas var būt par vēlu. Ja mēs šeit Eiropas Savienībā domājam, ka solidaritāte ir pamatvērtība, nu tādā gadījumā tā būtu jāizrāda arī pret Kipru. Mums Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāpieprasa, lai tiek izveidoti spēki, grupējums, kas var aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas, un tas attiec arī uz Kipru un Grieķiju. Grieķiju uz to ārējām robežām. Esmu tautas partijas pārstāvis un aizstāvu tādu nostāju, kādu ieņem šobrīd Grieķija un Kipra. Gribu aicināt arī mūsu politiskās grupas priekšādātāju eh, Webera kungu pārliecināties, ka tiek izveidots vēl arī atsevišķs fonds, lai ļautu šo jautājumu atrisināt kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros ir jābūt instrumentiem, eh, ar ko novērst notiekošo. Runātājs tiek pārtraukts, nākamais runātājs tikko pārņēma, saka, priekšādātājs eh, sēdes vadības grožu, un tātad nevis runāsim, protams, par Baltkrieviju, kā mm, iepriekš kļūdaini minēju, bet gan par Turciju. Un nākamais. Labi gan, kolēģi, ka jūs nesamulsāt un uh, Ehm, turpinājāt savu uzstāšanos. Nākamais runātājs Načo Sančes Amors. Augstā pārstāvkungs. Attiecības ar Turciju ir sarežģītas, bet tās ir attiecības. Un šajā gadījumā ir jāveido attiecības, kas ir eh, konsekventas. Ehm, līdz ar to jāņem vērā, ka e, Turcija ir e, tā kandidāta valsts, un te ir jāpieskaņojas Eiropas e, Savienības standartiem. Pirmdien tika atzīts, ka pietrūkst uzticības, kura ietekmē visās jomās šīs attiecības, un iestāja ir, iestāšanās process ir iesaldēts. Turklāt Jāpiebilst, ka Turcija nav izpildījusi savus mērķus, kas tai bija jāizpild iestāšanās procesā un e, migrāci, migrācijas jomā mēs e, saņemam e, apgalvojums no Turcijas puses, ka, tā, ka Eiropa nepilda savus pienākumus tālāk par Grieķiju un E, Kipru, mums ir jābūt solidāriem, mēs esam Grieķija un Kipra, līdz ar to mēs nedrīkstam rīkoties kā mediātors, runātājs tiek pārtraukts. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja uz divām minūtēm Hilde Vautmans. Es paldies priekšādātājiem, godātais augstais pārstāvi. Man ir jums jautājums. Es tiešām brīnos, vai Erdogans pats vairs vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un ko jūs domājat par to? Paraugoties uz Turcijas pašreizējo rīcību, tas viss iet pilnīgā pilnīgā pretrunā visām ES vērtībām un interesēm. Visa šī nelegālās darbības teritoriālajos ūdeņos, uh, ANO ieroču embargo pārkāpumu, iebiedēšana pret ES un NATO uh, sabiedrotajiem, nemaz nerunājot par uh, par eh, Krievijas eh, raķešu sistēmas iepirkšanu vai patvaļīgajiem cilvēktiesību aktīvistu, tiesnešu un žurnālistu arestiem, un kas nebūtu nav mazsvarīgi, ehm, šīs, ne, šie nemitīgie draudi un šantāža pret Eiropu, lai atvērtu šo, eh, kur viņi draud atvērt ehm, imigrantu plūsmu. Nu tad par ko mēs te runājam? Taču Turcijas potenciāli iestāšanās ēs ir vienkārši joks. Protams, ka Turcija, Turcija ir strateģiski svarīga. Tas ir, mū, tā ir mūsu kaimiņu valsts, un, protams, ka es ticu, ka ir nepieciešams veidot spēcīgas partnerattiecības, bet šobrīd Turcija ir vien vairāk attālinās no Eiropas Savienības. Šis parlaments ir izteicies ļoti skaidri par savu nostāju, par saviem uzskatiem. Šis, šī autoritārā Turcija nekādā gadījumā nevar iestāties Eiropas Savienībā. Paldies par jūsu centieniem dialoga turpināšanā ar Turciju, bet tāpat laikā es jums tomēr gribu lūgt un prasīt runā, runāt skaidru valodu šais diskusijās ar viņiem, jo nav iespējams šīs attiecības pārcelt nākamā augstākā līmenī, kamēr Turcijas rīcība nemainās šai ziņā un kamēr Turcija neparāda gatavību īstenot nopietnas reformas. Lielas paldies un lai jums veicas jūs tālākajā darbā! Lies paldies, kolēģi. Tālāk uz potru, pusotru minūti Tjerī Marijanī. Priekšsēdētāji, paldies augstā pārstāvi, kungs. Cik ilgi mēs vēl cietīsim šo situāciju? Eiropas uh, civilizācija ir ar ienaidnieku pie savām uh, dur, uh, eh, durvīm. Uh, Ko nozīmē e, Erdogana režīms? E, tā ir visu musulmaņu savienība, e, kas un Turcijas valdīšana vidusjūrā. Austrieši, Ungāri, Serbi, Grieķi, Kiprieši, Angļi, Franči, Krievi, citas Eiropas nācijas kopš Konstantinopolis kristu, krišanas ir saskārušās ar šīm agresijām, bet mēs pieveram acis, kad Albānija un Kosova kļūst par Turcijas protektorātiem mūsu kontinentā, un turklāt mēs mēģinam pātrināt viņu iestājas procesu. Lībijā mēs atkārtojam tās pašas kļūdas, kuras Sīrijā, labvēlīgi uzlūkojot šos kaujiniekus, kurus apmaksā Turcija, un patiesībā tad, kad mēs saskārāmies ar incidentu, kas atgādināja kāru starp Franciju un Turciju, karflotes līmeni Eiropā, Eiropa bija bez jebkādas reakcijas un solidaritātes. Augstā pārstāvkungs, cik ilgi mēs vēl pacietīsim šādu agresiju un turpināsim šo iluzoro Turcijas iestājas procesu Eiropā. Turcijas, kas neatbalsta nevienu no mūsu vērtībām un projektiem. Es domāju, ka Eiropai ir jāpliecina sava ne, nepiekāpība un ja mēs vēlamies Eh, saglabāt mieru mūsu robežas, tad es vēlos aizaicinu eh, jūs rīkoties neatlaidīgi un lai jūsu vārds netiktu saistīts ar Šamberlēna vai līdzīgiem vārdiem, kuri apliecināja savu vājumu. Tagad vārds eh, kolēģei Strike. Paldies priekšsēdētāji, pateicos augstam pārstāvim par uzrunu. Šis uh, debates par drošību rada iespaidu, ka ir tikai viens uh, negatīvs faktors, kas atbildīgs par visiem apdraudējumiem, proti Turciju, bet šāda pieeja mūs nepie kā nenovedīs. Uh, jo situācija ir ļoti sarežģīta un bažas rada tieši mūsu ietekmes trūkums gan Lībijā, gan Sīrijā. Bet mēs gūsim tikai lielāku ietekmi, ja īstenosim reģionāli visaptverošu pieeju. Lībijas teritorijā vairākas valstis cīnās par teritoriju un ietekmi, un Lībijas tauta ir prasījusi mūsu atbalstu, lai izveido demokrātisku tiesisku valsti un garantētu drošību. Apdraudējums pastāvēs tik ilgi, kamēr uh, Lībija būs neizdevusies valsts uh, bet, uh, uh, protams, Turcija, Sīrija, Krievi, Krievija un pat uh, atsevišķas Eiropas valstis uh, domā par savām interesēm, un diemžēl ne visas Eiropas Savienības dalība valstis uh, ievēro nolīgumus. Un uh, ir jādomā par Irīni uh, operācijas paplašināšanu, pat ja Krievija to bloķē. Mums vairāk jāinvestē reģionālā stabilitātē un jāsāk domāt par mums tuvāko reģionu, proti Kipru, un šis uh, konflikts tik ilgi ir uh, palicis uh, uh, novārtā. Un mums ir jādomā par ilgtspējīgākiem eh, risinājumiem un par spīti tam, ka Turcijai ir bijusi eh, negatīva pieredze, mēs eh, nevaram pieļaut, ka šis situācija ir iegājusi strupceļā. Mums ir jāmeklē risinājumi, jāpārdomā mūsu stratēģija, bet ne tikai drošības apsvērumu dēļ, bet arī mērķi, lai veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies, Strikos kundzei. Tagad vārds Kanko kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, rīcība, Kiprā agresīvā rīcība vidusjūras reģionā, vēršanās pret kristiešu kopieniem, pā, kaujinieku pārvietošana no Sīrijas uz Lībiju, šantāža izmantojot migrantus pret Eiropu. Kolēģi, man jāuzdod jautājums, vai ar šādiem draugiem mums vēl nepieciešami ienaidnieki? Pēdējie mēneši parādījuši, ka Erdogana Turcija nevar būt cieša un uzticama partnere Eiropai. Un mēs nevaram turpināt atbalstīt autokrātisku režīmu. Otrdien un uh, trešdien paziņot, ka mēs balstamies uz demokrātiskām vērtībām. Pašreizējais uh, sarunu vešanas ietvars, proti sarunas par uh, Uh, dalība Eiropas Savienībā ir novecojis, mums ir jāpārdomā Eiropas Savienības un Turcijas attiecības, tās atbalstīties uz tirzniecību, bet mēs nedrīkstām būt naivi uh, un mums jāapzinās, ka mūsu uh, vērtības un intereses nav konverģents, bet gan dodas pretējos virzienos. Ja mēs nevaram būt draugi, tad rīkosimies tā kā turki, īstenosim darījumu attiecības, mums varbūt nebūsim draugi, bet Turcija jākļūst kļūst par labāku kaimiņu, un tas ir iespējams. Paldies Kanko kundzei. Tagad vārds eh, Džordžiju kungam. Priekšsēdētāja Borela kungs. Šobrīd vidus jūras austrumos eh, tautas cīnās par eh, to, kā pārdalīt resursus un Turcija grib uh, pārvaldīt šo reģionu. Tā ir pārstāvēt Sīrijā, Libijā, uh, Irākā, Somālijā, un tā rada apdraudējumu Grieķijai un pārkāpja ekonomisko ekskluzīvo zonu uh, Kiprai kā uh, Turcija ir reaģējusi uz Eiropas Savienības paziņojumiem. Tagad uh, tā drauda izmantot uh, bēgļus un radīt jaunu migrācijas vilni. Apdraudējums ir ne tikai Grieķijai, bet visas Eiropas Savienības uzticamība tiek grauta. Ir nepieciešamas sankcijas, pastāvīgi risinājumi šim reģionam un uh, Uh, ja tas netiks panāks, tad uh, Turcija radīs apdraudējumu visai Eiropai, vai to mēs tiešām vēlamies panākt. Tagad vārds Makalister kungam. Priekšsēdētāji, paldies, godātie kolēģi! Nesenā Turcijas eskalācija vidusjūras uh, reģionā un Grieķijas teritoriālās neaizskaramības uh, Mm, pārkāpšanu un uh, arī uh, Kipras uh, teritoriālās neaizskarimības pār, pārkāpšana rada draudē, apdraudējumu Eiropas Savienībai. Kipras ekonomiskā zona tika pārkāpta, tur Grieķijas gaisa telpā tika pārkāpta, un tas ir absolūti nepieņemams. Turcijai jāpārs trauc šāda eskalācija. Vēlos pateikties augstajam pārstāvim Žozefam Borelam par iniciatīvu atsākt dialogu ar Turciju. Jā, patiešām augstā pārstāvja kungs mums ir nepieciešams steidzami eh, runāt ar šo valsti, balstoties uz stingriem principiem, un mums ir visiem Eiropas Savienībā jābūt vienotiem. Paldies! Paldies, Makelister kungs. Tagad vārds uh, Piculs kungam. Paldies, priekšsēdētāja augstā pārstāv kungs. Mēs atkārtoti esam kritizējuši Turciju par to, ka tiek veikti urbumi Kipras uh, ekskluzīvā ekonomiskā zonā par rīcību Egejas jūrā, par uh, iesaistīšanos Lībijas konfliktā un uh, tiek uh, tagad lēmts par restriktīvu pasākumu noteikšanu attiecībā pret Turciju. Sociāla demokrātu grupa to atbalsta. Tā, e, Turcija joprojām izvirza teritoriālas e, prasības e, jūrā un pārkāpja Grieķijas gaisa telpu, tā pastāvīgi iejaucas Libijas iekšējās lietās, pārkāpjot ANO embargo un traucējos panākt vie politisku vienošanos ANO pastārnē. Ne ir eh, jāprasa, lai Turcija atturās no šādām nelegālām darbībām. Ja tas turpinās, tad Eiropas Savienībai ir atbilstoši jārēģē solidarizējoties ar Grieķiju un Kipru, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis. Paldies! Paldies! Tagad vārds Lozo kundzei priekšsēdētāja augstā pārstāvja kungs, jūs pirms dažām dienām paziņojāt, ka uh, starp e, Turciju un Eiropas Savienību attiecības nav ideālas. Es zinu, kāda ir diplomātu valoda, bet dažreiz jāsauc lietas īstajos vārdos. Pārāk ilgu laiku e, Turcija ir pavērsusi e, muguru pret mūsu vērtībām, un tagad Turcija rīkojas pretēji mūsu interesēm. Īstenojot e, savu klātbūtni Lībijā, tā novājina cīņu pret islama valsti tiek veikti nelegāli urbumi, tiek pārkāpt uh, starptautisko tiesību normas, apdraudot Grieķijas un uh, Kipras suverenitāti. Tāpat uh, tiek uh, iesaistīti džihādisti, kā kaujinieki Lībijā, un uh, tiek uh, veicināta valsts uh, sadalīšana. Uh, uh, Turcija ir radījusi apdraudējumu vidusjūrā Francijas kuģiem, kaut gan abas valstis ir NATO dalību valstis. Šāda naidīga rīcība no sabiedrotā puses ir ļoti uh, Uh, nopietnas uh, nodarījums un nevar palikt bez sekām. Ir jārunā nevis diplomātiskā valodā šobrīd ar Ankaru augstā pārstāvā kungs, mēs no jums gaidām stingru valodu un apņēmīgu. Paldies! Paldies, Lozo kundze! Tagad vārds Sofo kungam. Paldies, augstās pārst, augstā pārstāva kungs, kopš 2002. gada. Mēs esam Turcijai piešķīruši vairāk nekā 16 miljārdus eiro, lai da, gatavotos dalībai Eiropas Savienībā, lai pārvaldītu migrācijas problēmas. Esam ļāvuši Erdoganam mūs šantažēt. Vidusjūrā reģionā Turcijas ofensīvas rada haosu, e, nevalstiskās organizācijas izplata neo-osmāņu ideoloģiju var e, jautāt, kam ir iztērēti šie 16 miljārdi. Tie nepalīdzēja stiprināt Eiropas projektu, tie palīdzēja Erdoganām īstenot savu projektu, un tas viss tagad novājina Eiropu. Ir e, utopiski cerēt, ka var ar e, šādu valstu sadarbojoties stabilizēt vidus jūras reģionu. Nē, ir jāstiprina uh, Grieķija, Itālija, Spānija, ja mēs domājam par vidusjūras reģionu. Runātājs tiek pārtraukts, nākamais uh, uzstājas Bozelāgarkungs. Priekšsēdētāja Bolera kungs, kā vakar teica Angela Merkele, mēs nevaram novērst skatu, mums ir jārisina uh, Uh, migrācijas un patvērumu problēmas, mums jādomā par drošību. Ja Eiropas valstis slēdz savas ostas uh, bēgļiem un uh, migrantiem, nebūs tik ilgi drošības vidus jūrā. Ja Eiropas Savienības nauda tiek izmantota, lai uh, finansētu Lībijas krasta apsārdzi un apietu uh, migrā, patvēruma likumus, eh, tikmēr eh, nebūs drošības. Ir jāļauj šiem cilvēkiem izkāpt krastā, viņi jāpārveid, jāpārvieto eh, tie, kas atrodas nometnēs Grieķu salās. Ir runa par cilvēku dzīvībām, par brāļiem un mātēm, kā teica sociāldemokrāti. Bet, uh, Eh, mums ir jāmācās no savām kļūdām un jāmānās. Mums ir jāizveido Eiropas patvēruma sistēma, kas balstās uz tiesībām uz patvērumu, un otrkārt mums ir jāatzīst, ka esam imigrācijas kontinents, jāveido jauni kanāli, jaunas iespējas cilvēkiem ieceļot Eiropas Savienībā. Paldies! Eh, paldies! Tagad vārds eh, Frankas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs uh, diskutējām par drošību, drošības situāciju vidusjūras austrumu daļā, un šos apdraudējumus rada Turcija. Šobrīd uh, Turcija vēlas uh, sagrābt Grieķijas uh, dabas resursus, apdraud Kipru, nerespektē cilvēktiesības, un uh, tomēr uh, šādā situācijā Borela kungs ved sarunas ar savu kolēģi Dovo Tuglu, un uh, Turcija, tāpat esam gatavi vest arī turpmāk sarunas ar Turciju, bet uh, Uh, Turcija pagriež uh, muguru demokrātijai, seši vai septiņus gadus veci bērni tiek mobilizēti, lai viņi kļūtu par mocekļiem, īstenojot Turcijas mērķus. Ko vara teikt par šādu situāciju? Grieķija prasa, lai tiek pārtrauktas sarunas ar Turciju. Paldies! Vārds Demirēls kundze. Paldies, uh, Borel kungs. Jā, uh, eskalācija vidusjūras reģionā rāda bažas. Grieķijas, Turcijas attiecības sāsinās. Uh, uh, Turcijā no vie vienas krīzes tiek virzī, notiek virzība uz otru nākamo krīzi. Un tādēļ arī ir šī eskalācija vidusjūrā, Lībijā. Ja uh, Ergā, Erdogans īsteno cilvēktiesību pārkāpumus, situācija ir satraucoša. Bet kādēļ tad tiek joprojām paturēt spēkā šis svēgļu nolīgums ar Erdoganu? Tāpat tiek runāts par ieroču embargo, runājot par īrīmi operāciju, bet dalību valstis turpina joprojām ieroču eksportu uz Turciju. Ja tas tiktu pārtraukts, tas būtu daudz efektīvāks pasākums. Un šeit ir runa par gāzi un naftu, un ne tikai par AKP, bet arī Francija un Itālija ar savu naftas uzņēmumu starpniecību šeit ir iesaistītas, un tā, šāda rīcība ir jāpārtrauc. Paldies Demirals kundzei, tagad vārds vārds uh, Furlas kungam. Paldies, priekšsēdētāji Borel kungs. Kad kādam uh, ļauj jums uzbrukt, uh, jūs apvainot, grautu jūsu pozīcijas, tad, protams, vienīgais iznākums būs tāds, ka situācija vairs nav iespējams kontrolēt. Uh, Un tas arī ir noticis attiecībās ar Turciju. Turcija ir kandidāta valsts dalībā Eiropas Savienībā. Kā tas ir iespējams? Kā var uh, vest uh, sarunas uh, ar šādu valsti, kas apdrauda citas valstis, ir okupējusi vienas dalību valsts teritorijas daļu, veic nelegālus urbumus jūrā Mēs zinām, ka mums ir taisnība, tas ir neapšaubām jautājums, ko jūs darīsiet konkrēti, pragmātiski, reāli, ne tikai runājot tukšus vārdus. Eiropas Savienība piedzīvo šantāžu, ko īsteno Erdogana kungs, ir pie, jāpieliek tām punkts, jārunā par vērtībām, nevis par interesēm. Tagad vārds Andru Lakis kungam. Paldies priekšsēdētāji. Liela daļa politiķu Turcijā um, pievēršas populismam un veicina situācijas eskalāciju. Erdogāns atgriežas pie jautājumiem, kas tika atrisināti pirms simts gadiem, parakstot Lozānas līgumu. Un uh, Erdogāns vēlas uh, sagrābt uh, Grieķiju, Sīriju, Lībiju, un nesen viņš pat nav baidījies paziņot, ka vēlas Svētās Sofijas katedrāli, kas ir muzejs, pārveidot par mošeju. Un šādi tiek ierobežotas tūkstošiem kristiešu tiesības visā pasaulē Tāpat tiek veikta nelegāla darbība Kipras ekskluzīvā ekonomiskā zonā. Un, ja šādā situācijā sarunas, ja šāda situācija turpināsies, tad ir jāpieliek punkts muitas savienībai. Protams, Eiropas Savienība vēlas iestāties par mieru reģionā un runātāju pārtrauc. Tagad vārds Rivjēras kundze, augstā pārstāvja kungs, šobrīd uh, Lībijā, Sīrijā, Grieķijā un Kiprā Turcija iejaucas un Līdz uh, šim mums šķita, ka tā ir tāla situācija, kad tas viss notiek uh, vidusjūrā, bet patiesībā tas skar mūs visus. Šeit ir runa par uh, ge ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kas apdraud Eiropas suverenitāti, tiek pārtraukt starptautiskās tiesības un starptautiskās jūras tiesības, bet Eiropa tikai noskatās tā visā un nereaģē. Uh, Un mē, mūs, pie mūsu robežas notiek Lībijas konflikta sirvianizācija, tas raud draudus jauniem migrācijas vilņiem, bet Eiropa atkal ir bezspēcīga, sašķelta un atkal Erdogans mums parāda, kāda ir mūsu inerce. Eiropa nedrīkst pieļaut, ka. Uh, ka uh, Erdogans pārņēma kontroli vidusjūras centrālā un austrumu daļā. Uh, Borelkungs Eiropai ir jārīkojas nekavējoties. Paldies! Uh, Tagad vārds uh, Rivieras kungam, tā, tā bija Zahāropula kungs, kas runāja pirms tam. Paldies priekšsēdētāji! Notiek uh, apzināta militāra agresija, ko īstenojusi ir uh, Turcija pret uh, Francijas karakuģi, uh, Francija pārtrauku savu dalību šajā militāro operācijā, bet Eiropa nereaķē. Notiek šantāžā, izmantojot migrantus, tāpat tiek atbalstīts džihādistu darbība Sīrijā, Lībijā. Uh, Eiropas Savienība ir pilnīgi pakļāvusies Turcijai un tiek piešķirti miljārdi autokrātam Erdoganam, lai viņš pie sevis patur migrantus. Tā, Grieķija, Kipra un Francija ir atstāts vienas pašas, lai tās sevi aizstargātu. Un ir pienācis laiks, lai tiktu pārtraukts iestāšanās sarunas ar Grieķiju. Eh, Erdoganu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Paldies Rivjeru kungam, tagad vārķam Batska kungam. Paldies priekšsēdētāji. Augstā pārstāv kungs Es nezinu, kam, eh, kas vēl būtu jādara, lai varētu beidzot saprast, kāda ir Erdogana īstā politika. Viņš īsteno kāru pret kurdiem eh, savas valsts teritorijā, īsteno kāru Sīrijā, Lībijā, cenšas okupēt vidusjūru. Šodien eh, Turcijas avīzes ir paziņojušas, ka ir pieņemts lēmums eh, jau par to, ka Svētā Sofijas katedrāla tiks pārveidota mošejā. Un es gribētu jums atgādināt, ka Svētā Sofijas katedrāla ir visu baznīcu māte. Nu, kas vēl būtu jādara Erdoganam, lai jūs beidzot saskatītu, kas liepjas aiz šīs fasādes? Kad beidzot jūs sapratīsiet, ka Turcija nav Eiropas valsts un tā nekad par tādu nekļūs ne teritoriāli, ne civilizācijas kultūras ziņā, ne politiskā ziņā. Un kādēļ mēs turpinām šo cirku uh, Uh, šīs sarunas par Turcijas dalību Eiropas Savienībā, kādēļ mēs finansējam Turciju, atbalstam zināmā mērā Erdogana politiku. Augstā pārstāvkums viena lieta ir pilnīgi skaidra. Šīs sarunas ir jāpārtrauc pēc iespējas ātrāk un lūdzu beidzot pacentieties apturēt Svētā Sofijas pārveidošanu mošajā. Paldies! Lies paldies kolēģim Zambatskī. Tālāk nākamais runātājs Emanuels Morēls. Priekšsēdētāja kungs, vai mēs vēl ilgi noskatīsimies, neko nedarot, kā Turcija īsteno provokācijas vidusjūrā? Agr Turcijas fregates agresīvā rīcība pret Francijas karakuģi, kas darbojās NATO operācijas ietvaros. Es domāju, ka šis incidents ir izraisījis pārāk mazu reakciju. Un uh, tas uh, viss uh, atbalsta tos, kuri uzska, apgalvo, ka NATO ir piedzīvojis smadzeņu nāvi patiesībā mums Eiro, mēs Eiropieši ar savu rīcību esam pieļāvuši to, ka Erdogans veic šo ekspansiju tuvējos austrumos. Atcerēsimies, mēs nespējām palīdzēt saviem sabiedrotajiem kurtiem, paskatīsimies, kas notiek šobrīd Lībijā. Jā, Erdogans izmanto mūsu uh, vājumu, mūsu domstarpības, sadrumstalotību. Uh, Bet uh, tāpat laikā mums ir arī jāparāda Turcijas tautai, ka mēs uh, viņus neidentificējam ar viņu uh, valdību. Paldies, nākamais runātājs uz vienu minūti, kolēģis Salīnī. Grazie, prezident. Liels paldies priekšādātāji. Ko tādais augstais pārstāvi? Jūs runājāt par attiecībām starp Turciju un Eiropas Savienību un teicāt, ka pastāv zināmas negatīvas tendences. Nu, varbūt jūs varētu runāt mazāk naivā valodā, jo tas, kas šobrīd norisinās starp Turciju un Eiropas Savienību, ir nevis kāda negatīva tendence, bet gan pilnīga respekta trūkums pret jebkāda veida normām, tiesībām un institucionālās sadarbības um, priekšrakstiem. Uh, Nav, tas viss nenāk kā sekas um, iestāšanās pieprasījumam Eiropas Savienībā. Nē, tā ir tāda neo-otomāniska stratēģija, ko Turcija īsteno gan pret Grieķiju, gan Kipru, un tā īsteno to arī pret visām Ziemeļāfrikas valstīm - Lībiju, Alžīru un, tālāk, un tā tālāk, Alžīru un tā tālāk. Viņi vēlas aizstāt uh, šo vidusjūras reģionu ar milzīgu Turcijas ietekmes sfēru. Uh, Aldo Moro vāriem runājot, viņš tu, mm, ap, šo situāciju aprakstīja mm, Eiropu nevis kā kontinentu vidusjūrā, bet Eiropu kā pašu vidusjūras teritoriju. Paldies kolēģim Salīnī. Tālāk uz vienu minūti kolēģe Insira. Mikro, mikro. Yes, does it work? Perfect. Herr Tor. Godātais priekšādātāji Erdogans un viņa valdība Turcijā šobrīd ir drauds iedzīvotājiem, iedzīvotājiem Turcijā, iedzīvotājiem vidusjūras reģionā un arī Eiropas Savienībā. Turcijas rīcība ir bijusi biedējoša nu jau kādu brīdi un tā ir nodas pie konfliktu sāsināšanās šajā reģionā un jāsaka, tiek pastāv risks, ka vidusjūras reģionā varētu rasties jauni konflikti Turcijas rīcības rezultātā. Ordigans ļoti asi vēršas pret opozīciju ar draudiem, ar vardarbību, ar arestiem. Erdogans um, vēršas pret saviem iedzīvotājiem. Tāpat viņš, piemēram, lūk, šobrīd jau var ienākt Ertolijos ūdeņos, gaisa teritorijās pie Grieķijas, tiek veikti urbumi Kipras ek ekskluzīvi ekonomiskajā zonā. Tas iet pretrunā starptautiskajām tiesībām. Piedzīvojam arī Erdogana vardarbības izvēršanos no vienas valsts uz otru Eiropā. Viņš kontrolē plašsaziņas līdzekļus daudz kur un tika pat īstenotas tādas kā raganu medības pret trim Zviedrijas sociāldemokrāta kolēģiem no viņas puses. Borel kungs. Jūsu ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un svarīga bija jūsu vizīte Turcijā, bet cik ilgi mēs varam tikai novērot to, kas notiek? Paldies! Nākamais runātājs - Bernards Zimņoks, priekšādātā migrācijas uh, krīze īsten, ilgst jau no 2015. gada. Un Tāpat laikā Eiropas komisija joprojām saka, ka lūk, tā ir gatava mm, rīkoties šīs problēmas risināt, bet ar vārdiem, tukšiem vārdiem šeit nepietiks. Mēs izējām no tādām vājuma pozīcijām, kā Eiropas Savienība, un līdz ar to šos Bosforu šaurumu jautājumos pakļaujamies šantāžai šobrīd kurdi un citas minoritātes piedzīvo traģisku situāciju. No vienas puses terorists, no otras puses Turcija. Grieķijas gadījumā aktuālais jautājums ir migrācija, šis eh, Balkānu ceļš E, pastāv. Tāpat tālāk Turcija izvērš savu klātbūtni Lībijā un līdz ar to visā vidusjūras reģionā. Turcija nav daļa no risinājuma šeit reģionā, bet drīzāk gan pati problēma. Mums beidzot jāspēj reaģēt un vienbalsīgi reaģēt tādā valodā, ko viņi saprot. Mums ir jāpārtrauc atbalsts viņiem un jāpiedraud ar ekonomiskām sankcijām. Mums ir jāsargā savus ārējās robežas un jābeidz, eh, jāpieliek punkts šim vidusjūras migrantu ceļam. Paldies eh, jums, runātāji. Nākamais runātājs Karlo Fidanca uz vienu minūti. Thank you. 50, pēc 50 gadiem Turcija būs kļuvusi par vienu no spēcīgākajām lielvarām pasaulē un ies ar lieliem soļiem uz priekšu. Par to tika teikt, tas tika teikts par Erdoganu parlamentā Ankārā. Nu, un drīzāk izskatās, ka tā kļūs par tādu neo-otomanu impēriju. Īpaši domājam šeit par Turcijas rīcību pret kurdiem, Ziemeļsīrijā, uzbrukumi tāpat Kiprā, Lībijas, īst, Lībijā īstenotā darbība. Un tad, protams, Turcija izmanto spiedienu ar migrācijas plūsmām, uh, un lai vērstos pret Eiropas Savienību, un Eiropas Savienība tikai vilcinās, svārstās, neko nedara. Un šķiet, ka arī mm, tu, no Turcijas ieceļojušie faktiski veic tādu kā kolonizāciju šeit Eiropā, um, dzimst bērni stābeļiem vien, un līdzīgi tas notiek daudz kur citur. It, mana Itālijas partija uzskata, ka Turcija nav daļa no Eiropas. Ne tādā veidā, kā mēs Eiropu saprotam, ne geogrāfiski, ne kultūrāli. Mums jādara viss iespējamais, lai cīnītos pret Turcijas līdzdalību Eiropas Savienībā. Mums jāpasaka skaidrs nē. Paldies, paldies kolēģim Fidansam. Tālāk uz vienu minūti Miks Volis. Paldies priekšādātāji! Turcija šobrīd ir eh, beztiesiska valsts. Viņi ir ies, ie, iegājuši Irākā pretēji Irākas valdības vēlmē, tas pats attiec uz Sīriju, tā ignorēja ANO ieroču embargo attiecībā uz Lībiju, bet Turcija to nebūtu varējusi īstenot to, ko tā darīja Irākā un um, Eh, Sīrijā, ja ASV nebūtu atvilkusi spēkus, mēs tik daudz dzirdam šeit par Eiropas vērtībām, bet tepat laikā paši nesam klātu, klātesoši šajā reģionā. Un ASV rīcī, spēku atkļaušana ir milzīgs eh, pāri nodarījums Sīrijas iedzīvotājiem, bet mēs par to visu klusējam. Barela kungs, jūs runājat par Turciju, par solidaritāti, jo lūk, jo viņi ir vispirms uzņēmuši 3,5 miljonus bēgļu. Bet kā tad ir šo uzņemto bēgļu nākotne? Eiropa viņus nevēlas, Turcijā viņi mūžam nepaliks. Nu, vai jums nevajadzētu strādāt kopā ar Sīriju un uh, ignorējot ASV draudus, jo kamēr Sīrija nav atgūsies, šie bēgļi nevar šai valstī atgriezties. Man šķiet, ka šobrīd neviens pat nevēlas, lai viņi dodas atpakaļ. Nu, taču rīkojieties beidzot. Paldies Volisa kungam. Tālāk kolēģis Mandels. Vienu minūti. Paldies priekšādātājai! Pandēmijai vajadzēja mūs iemācīt, ka jā, cilvēkiem un cilvēcei jāturas kopā, un Turcijas pilsoņi un pilsonis eh, nu, ir tikpat vērtīgi cilvēki kā visi citi pasaulē, bet tas, kā Tircija rīkojas, uh, Nu, tur ir ļoti daudz, kas nepareizi. Viņi no Ziemeļāfrikas īsteno savu ietekmi, gan arī pat Austrijā to jūtam. Viņi ar šo rīcību destabilizē situāciju. Viņi sāsina eh, konfliktus. Un tas iet pretrunā visām tām mācībām, ko mums pandēmijas laikā vajadzēja apgūt. Viņi vēršas pret NATO partneriem. Uh, viešķelšanos vidusjūras reģiona valstu starpā. Un arī šeit Eiropā piedzīvojam atbalsis visai šai rīcībai. Jā, jāatņem Turcijai kandidātu valsts status, tam jāpieliek punkts, jo Turcijas rīcība jau sen dod mums ziņu, ka faktiski tā, šī valsts nav gatava Eiropai. Paldies! Nākamais runātājs kolēģis Mavrīdes uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji! Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi diskutēt par Turcijas nelegālo rīcību Eiropas Savienības teritorijas iekšienē, vidusjūras reģionā un, un, un skat, runāt vispārīgiem vārdiem. Bet ar to vien nepatiek Borel kungs. Galu galā ir arī visas šīs pagātnē pieļautās kļūdas, ko mēs redzam atkārtojamies. Mēs neesam mācījušies no šīm kļūdām. Šī politika, ko esam īstenojuši, tāda samierināšanās, piekrišana, acu pievēršana no Eiropas Savienības puses, lai tikai uzturētu labas attiecības ar šo navējošo spēku, nē, nu, mēs tiešām neesam mācījušies no pieļautajām kļūdām, Borelkungs. Mēs šādēļ apdraudam Eiropas Savienības uzticamību, reputāciju. Un tas skaidri un gaiši parādās mūsu rīcībā, jeb tās trūkumā vidusjūras reģionā. Vācija šobrīd grasās pārdot ieročus Turcijai. Turcijai, ka šos ieročus pēc tam izmantos, lai cīnītos pret Eiropas Savienības vērtībām. Paldies, saka priekšādētājs. Nākamais runātājs uz vienu minūti Donāto kundze. Godātais augstais pārstāvi. Savā ziņā, ziņojumā jūs aicināt Turcijas valdību uz dialogu, sakot, ka esat gatavs faktiski piekāpties šim režīmam, kas pārkāp cilvēktiesības un starptautiskās tiesību normas. Mums jāparaugās uz Sīrijas krīzi skaidrām acīm. Tur ir tik daudz bojāgājušo, tik daudz traģēdiju, un redzam, ka Turcija ir sadarbojusies ar Sīrijas teroristiem. Izmantoju, viņi ir izmantojusi algotņus, pārkāpjot arī ieroču embargo. Un turklāt tā ir no Eiropas Savienības saņēmusi miljoniem līdzekļus, eh, aizbildinoties ar šo bēgļu vienošanos. Nu, un tagad mēs atkal grasamies izrakstīt viņiem tukšu čeku visai šai darbībai vidusjūrā. Mēs redzam, ar kādu agresīvu tā šobrīd vēršas pret Grieķiju un Kipru, kā pārkāpt cilvēktiesības, cik autoritārs ir šis režīms Turcijā. Viņi nepieļauj nekāda veida kurdu vai kristiešu minoritāšu darbību, nē. Eiropas Savienība tiešām vienkārši apkaunojošā kārtā rīkojasies tik ārkārtīgi lēni. Mums ir vajadzīgas sankcijas un jāizbeidz visa veida sadarbība ar šo valsti. Paldies! Nākamais runātājs Bušade de Vilalba. Paldies, priekšsēdētājs Borelkungs. Pēc marta krīzes, kad Erdogans spēlēja tūkstošiem imigrantus pie Eiropas robežām, kā arī pēc jau, draudiem, kuri izskanēja Ankaras vizītē, mēs redzam, ka pār Eiropas Savienībai pietrūkst politiskās izlēmības. Un, uh, Atbildot uz deputātu vēstuli eh, no deputātiem eh, pārtraukt eh, miljonu maksājumus Turcijai, jūs tomēr turpināt atbalstīt šo maksājumu izdarīšanu, un mēs turpinam izmaksāt milzīgas summas valstī, kuru nevaram uzskatīt par sabiedroto. Tāpat arī Ziemeļāfrikas valstī, Ziemeļāfrika ir valstis, kas ir visai maz kooperatīvas ar mums, lai mazinātu migrāciju. Un es aicinu pie viena pārtraukt Turcijas iestāšanās procesu Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Tālāk uz vienu minūti Žēliena Zofko. Priekšādātā godātais augstais pārstāvu kolēģi Esmu no vidusjūras reģiona valsts, un tāpēc var teikt, ka šis Eiropas civilizācijas šūpulis spēlē būtisku jū, lomu visu Eiropas iedzīvotāju labklājībā un drošībā. Un šobrīd šie drošības draudi ir tādi, uz kuriem mums jārēģē kā vienotam spēkam. Mums ir jāstāv līdzās uh, Kipras un Grieķijas kol, mm, ta, tautiešiem un kolēģiem, jo uh, mums ir jāvēršas pret Turcijas negatīvajām uh, drau, apdraudošajām darbībām. Tas rada tālāku nedrošību reģionā. Pēdējos mēnešos redzam, kā viņi ir rīkojušies bēgļu krīzes kontekstā, kādi uzbrukumi bijuši pierobežā pie Eiropas Savienības robežām ir pienācis laiks sūcī, sūtīt uh, spēcīgu vēsti par to, ka aizsargāsim savas robežas un šāda veida uzbrukumiem pieliksim punkti. Protams, ir vajadzīgs dialogs, jo tikai ar dialogu var izvairīties no tālākas konflikta sāsināšanās, ko vēsture mums nepiedotu. Bet vidusjūras kultūras mantojums ir svarīgākais pasaulē. Mums ir jāpanāk, ka šī mantojuma kontekstā mēs veid, balstam tālāku sadarbību uz kopējām vērtībām. Paldies, kolēģei! Tālāk uz vienu minūti Andrēs Šīders. Paldies, priekšādātāji, godātais augstais pārstāvi. Erdogans ar lieliem soļiem attālinās no Eiropas vērtībām. Es pat teiktu, viņš jau to sen ir izdarījis. Viņš jau sen ir attālinājies un aizgājis no, arī no cilvēktiesībām. tiesībām Tas sākās ar to, ka viņš atcēla nomatiem demokrātiski ievēlētus pilsētu mērus, arestēja žurnālistus, politiski. E, un arestēja cilvēkus uz ielām, un zinām, ka šeit arī Eiropā cilvēki iziet ielās, nu, piemēram, Austrijā. Uh, notika šādas demonstrācijas, kas visdrīzāk bija Erdogana sarīkotas. Viņš eh, Turcija tepat laikā īstenot darbību Sīrijā, vēršoties pret kurdiem, pret kristiešiem, turklāt arī um, viņu fregates, eh, kuģi ūdeņos īsteno uzbrukumus. Un te nu mums ir jāvaicā, vai tiešām partners vispār var būt mums tālāks partners, um, piemēram, Eiropas padomā vai, vai NATO, vai nav pienācis laiks īstenot sankcijas Lielas paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti - kolēģis Bardella. Paldies, priekšsēdētāji! Turcijas karakuģis, kas apdraud eh, Francijas fregāti. Uh, kas, eh, ku, Turcijas kuģi, kas īsteno eh, militārā aprīkojuma piegādi eh, Lībijai, vēl citi notikumi, Svētās Sofijas katedrāls pārveidošana par mošeju, vai ir jāsauc vēl citi piemēri, vai acīm redzot Eiropas Savienības pārstāvjiem tas nav pietiekami. Martā es apmeklēju Grieķijas Turcijas robežu, un es varēju saskarties ar neosultānu agresivitāti attiecībā pret mūsu kontinentu. Akres agresivitāti pret Grieķiju, ko jūs esat pametuši Turcijas šantažēšanai. Eiropas Savienībai šodien ir jāpārtrauc šī eh, spēlīta ar Erdoganu. Mūsu uh, robežu agresija nav pieļaujama, ir jāizziņo ekonomiskās sankcijas, sākot ar visu ekonomisko atbalstu pārtraukšanu Ankarai. Paldies! Paldies kolēģiem Bardēlam. Tālāk uz vienu minūti kolēģis Bēlamī. Priekšsēdētāji, 35. Eh, gadā eh, Sofijas katedrāla tika pārveidot par muzeju, lai apliecinātu par to cīs vēsturisko un kultūras mantojumu. Šobrīd, eh, šodien Erdogans ir izlēmis Sofijas katedrālu pārveidot par muzeju. Vēstījums ir skaidrs. Turcijas īstenotā vēstures falsificēšana, tā, tā, tajā, kas skar armēņu genocīdu, deportācijām, diemžēl. Uh,

Eh, liecina par bīstamu nākotnes projektu. Turcijas uzsāktais ceļš ir satraucoši ne tikai tuvajiem austrumiem, bet arī Eiropai eh, it īpaši. Tāpat eh, par to liecina lielās spriedz vidusjūras reģionā, un es gribētu šodien paust mūsu atbalstu grieķiem un kipriešiem, kuri saskars ar šo santāžu. Šobrīd Eiropa šajā situācijā ir nespēcīga, un es aicinu domāt pār vai atbalstu mūsu lauksaimniekiem un nevis nosūtīt eh, nekontrolējums finansējums uz Turciju. Paldies! Paldies kolēģim Belamī! Eh, Nākamais runātājs kolēģis Majorīno. Grazie, prezidente. In Turkija, ne Turkija die... Paldies, priekšsādātāji! Erdogana Turcija šobrīd ir nonākusi autoritārā un totalitārisma spirālē uz augšu, tiek atcelti demokrātiski ievēlēti mēri, opozīcijas darb, dalībnieki tiek mesti cietumos, un tas atbilst viņu vērtībām. Erdogans nav problemātisks ne tikai savas darbības dēļ iekšienē, tur, Turcijas iekšienē, bet arī tāpēc, ka tas rīkojas ārpus Turcijas, eh, novedot pie kurdu ciešanām, eh, rīkojoties neadekvāti Alžīrijā. Libānā, Lībijā, un kā viņš izmanto šos bēgļu plūsmas, lai šantažētu Eiropas Savienību, un kāda tad ir šeit mūsu atbildība gal galā. Mums ir jānosoda Erdogans pilnīgi noteikti, un šis nosodījums mums jāpauž skaidri un gaiši, bet vienlaikus mums jāmeklē arī e, veids, kā novērst to, ka viņš ir nonā, ka Erdogans var rīkoties tāpēc, ka pastāv tāds Eiropas stratēģijas vakums šai jomā, un pastāv globālajā politikā šāds vakums, un tieši tāpēc viņš to var darīt. Liels paldies! Tālāk uz vienu minūti nākamais runātājs - deputāts Meimarākis. Όλοι θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα μας σέβεται. Θα... Paldies! Vai mēs ļaujamies eh, ilūzijām, ka Turcija ievēro cilvēktiesības, ka tā neveic eh, pārkāpumus? Eh, ja mēs, tā, iz, ja mēs šādi izliekam, ja mēs izliekamies tam, tam visam ticam, tad tādā gadījumā dialogs nepie kā nenovedīs. Tas nozīmē, ka Erdogans tālāk varēs īstenot visu šo šantāžu un pārkāpumus. Un tagad, ko mēs dzirdam, viņš vēlas pārvērst Sofijas katedrālu par mošēju. Nu, tas tiešām ir dūriens ar dunsi zemjostas vietas. Tas ir dūriens visai kristietībai kā tādai. M mēs nedrīkstam uh, Eh, to pieļaut. Tas ir milzīgs pazemojums. Atceramies eh, arī preses konferenci ar, Mi ar Mišela kungu, ko viņš īstenoja. Viņš taču aizvainoja tur trīs dalībvalstis, bet jūs nereaģējāt. Jūs tikai visā tajā noklausījāties. Nē, mēs visu laiku piedāvājam tādu kā mūžīgo piedošanu Turcijai, lai ko tā nedarītu. Nē, to mēs nevaram darīt. Lies paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāte Asima Kopolu. Borelkungs. Vakar šai zālē uzstājās Angela Merkele. Un, un Viņi runāja par to, ka mums ir jāizskaidro ES lēmumi saviem pilsoņiem, bet kā mēs varam izskaidrot šo situāciju saviem pilsoņiem? Kā mēs varam viņiem paskaidrot? ka mēs nerīkojamies eh, visu šīs nelegālās Turcijas rīcības vidusjūrā Mēs neko nedarām. Kā mēs pie, varam pieļaut to, ka šāda veida bezkaunīgi draudi tiek izteikti Eiropas Savienībai? Ko darat jūs? Jūs tikai smaidāt. Nu, kā tad jūs domājat, eh, bez sankcijām, kā var kaut ko šeit panākt? Nu, tad dialogs te nevar notikt un beidziet smaidīt beigu beigās. Paldies. Tālāk uz vienu minūti Šons Kelijs. Paldies. Kad vispirms aizsākās Brexit, daudzi īrijā uzskatīja, ka Eiropas Savienība tomēr uh, uz, uzskatīja, ka Eiropas Savienība beigās piekāpsies uh, Lielbritānijai vispārējās, vispārējās, mie, vispārējā miera labad. Bet tas tā nenotika. Tā bija lieliska solidaritāte. Es domāju, ka mums atkal ir vajadzīga šī solidaritāte. Šoreiz attiecībā uz Grieķiju un Kipru, kuru gadījumā šis spēcīgais kaimiņš, šī spēcīgā kaimiņu valsts iebrūk viņu gaisa telpā un ne, izdara nelegālu surbumu uz Kipras teritorijā. Mums ir jānosūta spēcīga vēsta Turcijai, ka viņi nevar, nedrīkst turpināt pār pārkāpt mūsu dalību valstu suverenitāti. Visas dalību valstis ir vienlīdzīgas, vienlīdz svarīgas mums, un ja mēs nerīkosimies atbilstoši, tad tādā gadījumā mm, būsim kļūdījušies. Mums jādara viss, lai iestātos par savām dalībvalstīm. Mūsu spēks ir vienotībā, un šo vienotību mēs parādījām Brexit uh, gadījumā, un tagad tā ir jāizrāda arī attiecībā uz Grieķiju un Kipru. Paldies! Paldies, kolēģi! Tālāk uz vienu minūti kolēģi Spirakī. Paldies priekšādātāji. Ko tātais augstais pārstāvi? Jūs jau teicāt, ka Grieķija īstenoja sarunas par um, ekskluzīvo ekonomikas zonu ar Itāliju, ar citām valstīm, bet ja šādu zonu noteikšanas noteikumi netiek ievērota, tad tādā gadījumā šīs lietas jānodod tiesai Hāgā. Turcija šajā gadījumā tiešām pārkāpj starptautiskās tiesību normas apšaubot šāda veida nolikumus, jo šis vienošanās starp Turciju un Grieķiju līdz ar to nav jautājums tikai šo divu valstu starpā, nē. Tas ir jautājums par Eiropas Savienības kā tādas interešu aizstāvēšanu. Mums nepieciešams skaidru un gaišu šo so situāciju izskaidrot, un mums ir nepieciešamas arī apusējas sarunas un sankcijas. Paldies kolēģei Spirākī! Un šīs sadaļas noslēgumā dodu vārdu Rasai Juknevičienai. Lūdzu. Paldies! Situācija Dienvidu Eiropas Savienības kaimiņu teritorijā šobrīd ir ļoti bīstama, un tā šī situācija jāskata plašākā kontekstā, ne tikai saistībā ar Turciju. Pastāv ārkārtīgi daudz runu par ES strateģisko autonomiju aizsardzības jomā. Procesi, kas šobrīd attīstās ES pierobežā, un tas notiek nu jau vairākus gadus, apliecina, ka mums ir jārīkojas un ne tikai jārunā. Ja Eiropas Savienība nerīkosies, tad to darīs citi, un šai gadījumā tā ir Turcija un Krievija. Vēl vairāk vairāk kā mēs dalībvalstīm atbalstot atšķirīgas puses Lībijas konfliktā, kur paliek Eiropas Savienības kopējā stratēģija. Šobrīd mums jārunā par ES kapacitāti rīkoties pie savām robežām, rīkoties koordinācijā ar NATO. Tas būtu tas ES eh, e strateģiskās autonomijas veids, kam varētu ticēt arī mūsu vēlētāji. Lielas paldies kolēģei Jupņēvičienei. Noslēgusies debašu daļa, kur runājām par Turciju un drošības situāciju vidusjūrā. Pārējiem pie nākamās diskusijas sadaļas, un tā ir situācija Baltkrievijā. Pirmais runātājs - Andrius Kubiljus. Mr. President. Priekšsēdētāji, godātais augstais pārstāvi, 26 gadus Lukašenko ir bijis pie varas eh, Baltkrievijā, un Baltkrievijas iedzīvotāji prasa beidzot pārmaiņas. Kas notiks 9. augusta prezidenta vēlēšanās? Šodien jāsaka, situācija ir mazliet citādāka. Sabiedrības aptaujas liecina, ka vairāk par 50% Baltkrievi vēlas reāls pārmaiņas. Un tikai mazākums vēlas Lukašenko, lai Lukašenko paliktu um, amatā. Atcerēsimies 90. gadu ziedošo revolūciju Baltijas valstīs, kad cilvēki izgāja, dziedāja tautas dziesmas ielās, vēršoties pret totalitāro režīmu. Uh, Šobrīd ir līdzīga situācija, nu gandrīz līdzīga norisinās Baltkrievijā. Tur blogeri raksta eh, dažādus rakstus, opozīcija darbojas, bet jāsaka, pret viņiem tiek vērstas represijas. Piemēram, opozīcijas pārstāvji tiek mesti cietumā, mm, viņiem Un te runāja, piemēram, par Pāvelu Savreņicu, kas arī, zin, ir apcietināts. Mums jānosūta skaidra vēsts. Pirmām kārtām Baltkrievijas iedzīvotājiem mums ir jāsaka viņiem, ka esam solidāri ar viņiem, viņu vēlmē pēc pārmaiņām. Mēs uzskatām, ka viņiem ir tiesības mainīt savu valstu un kļūt par demokrātisku Eiropas valstu. Un jānosūta arī vēstījums Lukašenko 14. Ja 14. jūlijā neļaus reģistrēt opozīcijas kandidātus uh, uz prezidenta vēlēšanu uh, kandidātu vietām, tad tādā gadījumā sekos sankcijas. Šāda veida vēsti jābūt skaidrai. Mums ir jāiestājas par mūsu kaimiņu tiesībām. Runātājs tiek pārtraukts. Nākamais runātājs uz vienu minūti - Roberts Biedrons. pie mūsu pašas mūsu robežas ir Baltkrievija ar saviem iedzīvotājiem, kurus at, kuriem atkal tiek liektas pamattiesības. Sirdī esam ar viņiem. Bet mums ir jāsūta vēstījums Lukašenko, un tas ir skaidrs. Mēs pilnībā nosodām viņa vēršanos, nežēlīgo vēršanos pret opozīciju un pieprasām tūlīt pat atbrīvot visus, kas ir patvaļīgi tikuši arestēti. Lukašenko ir pie varas nu jau 26 gadus šai valstī, bet šī laika lielāko daļu politiskā dzīve Baltkrievijā bija iesnaudusies. Tā vairs nav. Pašreizējos apstākļos Eiropas Savienībai patiešām ir jāveido stratēģiski dinamiska un rēģēt spējīga politika attiecībā uz Baltkrieviju. Tādu politika, kur ir noteikts arī skaidri, skaidri nosacījumi un pozīcijas, no kā mēs neatkāpsimies. Tāpēc gribu vaicāt Borel kungam, kā ES politika pret Baltkrieviju tiks īstenota tā, lai tā atbilstu pašreizējai nākotnes situācijai, jo, ja šādas stratēģijas nav, vai jūs varētu šim parlamentam iesniegt rakstisku paziņojumu par to turpmākajās nedēļās? Paldies Biedronu kungam, tagad Austrāvičus kungs. Priekšsēdētāji, augstā pārstāvi kungs, dāmas un kungi. Šodien Baltkrievijā mēs piedzīvojam sistemātisku un pastāvīgu vēlēšanu procesa imitāciju. Un uh, tur uh, tas viss raksturīgs totalitāram režīmam. Un uh, Eh, tas tika novērots eh, parlamentu vēlēšanu laikā, un tagad tas pats notiks arī prezidenta vēlēšanu laikā, bet režīms nenovērtē cilvēku neapmierinātību, viņu pacietībā ir pienācis gals un pastāv cerība par to, ka varētu notikt pārmaiņas. Baltkrievija ir iestrēgusi pagātnē, lai noturētos pie varas, tiek veiktas uh, represijas, masveida arasti. Uh, un miermīlīgi demonstranti tiek piekauti, viņus nolaupā valsts drošības komiteja. Un uh, opozīcijas līderi Babarīka un Tihonovskis joprojām atrodas cietumā. Uh, valstī ir uh, politi ieslodzītie. Trīs gadus pēc atbrīvošanas Nikolais Statkovskis atkal nonācis cietumā. Uh, un citām cilvēktiesību aktīvistām ir pagarināts apcietinājuma termiņš. Režīms ir gatavs Uh, darīt visu, pat uh, uzsākt darbību Astrovecas uh, atomelektrostacijā, kura neatbilst uh, starptautiskiem standartiem, atrodas tikai 20 km no Eiropas Savienības ārējās robežas. Un tas ir atkal trojas zirgs, kas apdraud mūsu drošību un energo piegādes aicinu izveidot visaptverošu stratēģiju Baltkrievijai balstoties uz Eiropas perspektīvu, eh, demokrātiju, brīvām, taisnīgām vēlēšanām un eh, kodola drošības starptautisko standārtu ievērošanu. Eiropas Savienībai ir jābūt atvērtai un jāsniedz atbalsts eh, Baltkrievijas tautai arī Uh, atbalsts uh, Covid krīzes pārvarēšanā nedrīkst asociēties ar atbalstu Baltkrievijas režīmam. Uh, tika atbrī, atcelt sankcijas 2016. gadā, bet tiek īstenot pastāvīgu kontrole par situāciju, lai dzīvo Baltkrievija. Paldies! Uh, Kalantauns kungs dze. Uh, priekšsēdētāji, mēs uh, daudzās austrumu partnerības valstīs saskaramies ar nepilnīgu demokrātiju, un šeit ir nesas sakritība starp tautu, kas iestājas par eh, mūsu Eiropas vērtībām un pie varas esošie. Tāpat konstatējam arī Baltkrievijā. Geogrāfiski šī valsts atrodas Eiropas kontinentā, bet valdība ir tik ļoti attālināta no mūsu Eiropas vērtībām, joprojām pastāv navesots šajā valstī. Šai valstī prezidents ne tikai noliedz eh, Covid eksistenci un apmeklē somu pirtis, bet tas tāpat uh, tas attiec uz uh, vēlēšanu procesu. Cilvēki grib pārmaiņas, viņi iziet ielās, uh, stundām ilgstāv rindā, lai varētu reģistrēt savus prezidenta kandidātus, bet Lukašenko atsakās pieņemt jebkādus citus konkurentus, kandidātus un uh, tiek izmantots joprojām vecās VDK metodes, pretinieki tiek spīdzināti un ir jāizpras, jāiz uh, virza prasības ir uh, vēlēšana laikā jānosūta Eiropas saimnības vēlēšana novērošanas misija, Tāpat eh, nedrīkst pieļaut, ka eh, Babarīkā un Dihonovskis netiek eh, reģistrēti kā kandidāti. Tas būtu kā pliķis bū, Baltkrievijas tautai, un mums ir jāizvirza minimālās prasības, sadarbojoties dalību valstīm un uh, Uh, Vācijas prezidentūrai un šādu prasību izpildus panākšana ir pārbaudas akmens Eiropas Savienības uzticamībai. Paldies! Nākamais runātājs Pinēdas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jārunā skaidri, jūs Runājot par Baltkrievijas vēlēšanām, jo to es 9. augusts. Bet tas nozīmē, ka eh, tad, kad tiek eh, mudināts mainīt valdību par katru cenu, mēs varam eh, mainīt, mēs varam atbalstīt to vai citu. Šobrīd mēs redzam, ka ir koncentrēti ļoti daudzi NATO karavīri, vairums Savienoto valstu karavīru pie Baltkrievijas robežas. Vai šie notikumi veicina jaunu augsto karu? Mums ir ne, jāveido autonoma, suverēna ārpolitika, kas atbalsta multilaterālismu un stabilitāti, un nevis konu sankcijas vai konfrontāciju mūsu robežu tūmā. Paldies! Paldies, tagad vārds Gālerkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jau klausoties iepriekš iepriekšējā runātājā rodas iespējas, ka tas ir kāds uh, Lukašenko atbalstītājs. Bet uh, pēc 26 uh, gadiem uh, Baltkrievijas tautai tas, šis režīms ir absolūti apnicis, viņi vēlas pārmaiņas, un tieši viņi to vēlas, nevis mēs un ir ļoti uh, svarīgi, lai tiktu uzaicināta uh, eh, SAO vēlēšana novērošanas misija, lai tiktu atbrīvoti politiski ieslodzītie un lai tiktu reģistrēti visi kandidāti. Šāda plaša vienprātība pastāv mūsu parlamentā arī ar kreisajām, uh, kreisajām grupām. Un, uh, Eh, tagad, piemēram, ir eh, režīms pieņēmis noteikumus, neļaujot organizēt vēlēšanu pasākumus pilso, pilsētas centrā, tās arī ir eh, tādas īpašas metodas, un tas viss mums jāņem vērā attiecībās ar Baltkrieviju. Paldies! Tagad vārds Naizerkungam. Priekšsēdētāji augstā pārstāvja kungs, es uzskatu, ka Eh, situācija ļoti satraucoša Baltkrievijā. Un tā vēl pasti, pasliktināsies līdz 9. augustam, kad paredzēts vēlēšanas, opozicionāri tiek vajāti, apcietināti, eh, tiek apcietināti eh, sabiedriskie aktīvisti, ir aizliegts miermīlīgas demonstrācijas. Jautājums, ko mēs varam darīt? Mums ir jāsniedz uh, apņēmīga vienota atbilde uh, no uh, dalībvalstu puses un Vācijas prezidentūras. Tāpat mums ir uh, jā jāattīsta partnerība, personiski kontakti ar cilvēkiem, kas tiek apspiesti. Mums ir jābalstās uz mūsu kopējām Eiropas vērtībām. Paldies! Tagad vārds Karls Brokundzei. Paldies priekšsēdētāji, augstā pārstāvja kungs prezidents, diktators uh, Aleksandrs Lukašenka jau 26 gadus valda šai valstī. Šis režīms balstās uz meliem, vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumiem, brīvības ierobežošanu. Baltkrievija ir vienīgā Eiropas valsts, kur joprojām pastāv nāves sods, bet situācija arvien pasliktinās cilvēki, kas iziet ielās, uh, tiek arestēti, iemesti cietumā un tagad ir paredzēts pat izmantot ieročus pret uh, to, uh, kas uh, ir pašsaprotams Eiropā 21. gadsimtā pret brīvām vēlēšanām. Mēs pieprasām, lai Eiropas Savienības institūcijas uzņēmtos vadošo lomu, ir uh, jāsoda par šādiem nodarījumiem, nevis jāsniedz atbalsts uh, Lukašenko. Mēs uh, prasām, lai sankcijas atkal tiktu atjaunotas. Uh, situācija Baltkrievijā ir skandaloza un tā nedrīkst turpināties uh, ir jānosaka sankcijas pret šo valsti, jānosoda uh, Lukašenko un jāsniedz atbalsts demokrātiskajiem spēkiem. Visi politiskie ieslodzītie nekavējoties jāatbrīvo. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta demokrātijas attīstība. Baltkrievijā ir pienācis īstais brīdis. Paldies Kārlis Brokundzei. Tagad vārds uh, Tomaka kungam. Paldies priekšsēdētāji. Eh, Borel kungs. Vakar eh, šai zālē eh, kanclerē Angela Merkelē paziņoja, ka mūsu prioritāšu skaitā ir Eiropas pamat vērtību, pamattiesību aizstāvēšana, ka par uh, šīm vērtībām un tiesībām mm, nevar kaulēties. Un tāpat laikā Eiropas kaimiņos pie varas ir diktators, kas vada, uh, kas vērš represijas pret pilsoņiem, kuri iestājas par mūsu kopīgām vērtībām. Tādēļ ir jārīkojas apņēmīgi, jānosaka sankcijas šim režīmam, kas vajā cilvēks, kas tic tiesiskumam un demokrātijai. Un mums ir jāpievērš lielāka uzmanība Baltkrievijai, jo tās pilsoņi ir pelnījuši labāku likteni. Tagad vārds Olekas kungam. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! 2020. gads kļūs par gadu, ko cilvēki atcerēsies, kā gadu, kura laikā ir notikušas daudzas pārmaiņas, bet runājot par Baltkrieviju, šeit nekādas pārmaiņas mēs neredzam. Uh, Eh, prezidents Lukašenko ir atbrīvojies no visiem apozā, eh, opozīcijas kandidātiem, viņus eh, iebaidot, arestējot, vēršoties pret pilsoņiem, kas protestē. Tādēļ Eiropas Sanībai jānosaka sankcijas, jāpastiprina sankcijas pret Lukašenko režīma pārstāvjiem, bet tāpat laikā mēs nevaram pieļaut to, ka šīs sankcijas vēršas pret vienkāršiem pilsoņiem. Mums ir jāstiprina saiknes ar pilsonisko sabiedrību un jāatbalsta jaunieši, kuri vēlas veikt studijas Eiropā un jāparāda, ka mēs šos cilvēkus nesam aizmirsuši. Paldies debašu noslēgumā vārds komisijas vicepriekšsēdētājam un augstājām pārstāvim Borelkungam. Paldies! Cik manā rīcībā ir laiks? Jūs vairs neesat deputāts, tādēļ jums nav nekāds noteikts uzstāšanās laiks. Jūs varat runāt tik ilgi, cik vēlaties, kā komisijas. Ļoti labi, ļoti labi. Paldies. Es atbildes sniegšu savā dzimtajā spāņu valodā, lai varētu izteikties raitāk un uh, pilnīgāk. Es domāju, ka apvienot trīs debats par tik ļoti svarīgiem tematiem Eh, ir ļoti nozīmīgi, un mēs pievēršam vienā, vienā debašu laikā eh, savskatin arī pārējām. Jau debates vien par cilvēktiesībām ir pilnīgi monogrāfiskas, jo šis ir ārkārtīgi svarīgs temats, lai gan. Uh, Eh, nepastāv nekāds filozofijas akmenis, ar kur palīdzību varētu vienkārši lasot visas problēmas atrisināt. Bet šis eh, ziņojums eh, ir svarīgs vairāk nekā jebkad, un ļoti svarīgi ir apzināties to, ka. Papildus visam notiekošiem mums ir arī tā sakarā jārīkojas, un tāpēc mēs esam pieņēmuši darbības plānu tuvākajiem četriem gadiem, lai mēs varētu mēģināt rīkoties ne tikai kā stāstnieks, kurš izklāsta notiekošo, bet arī kā korektors, kurš ir ar iespēju notikumus ietekmēt. Mums ir īpašais sūtnis cilvēktiesību ziņā kurš būs ar visai svarīgu lomu šī plāna īstenošanā. Es apzinos visus ierobežojumus, kuri pastāvēs un pauž nožēlu par to, ka vairāki deputāti novirzīja debates no debates debašu virsraksta un ziņojumu virsraksta uz Eiropas Savienībā notiekošo, kas nebija šī temata virsraksts. Atsevišķas atsauces, piemēram, pār mūsu dalību veidojot apvienoto nāciju līmeņa instrumentu, kas būtu legāli obligāts cilvēktiesību aizstāvības ziņā. Mums vēl aizvien nav padomas mandāta, lai mēs piedalītos šāda instrumenta izstrādē. Mēs uzskatām, ka tas ir pilnīgi noteikti nepieciešams, un mēs piedalāmies neformāli eh, konsultācijās, kā tas notika maijā Ekvadorā, un mēs piedalīsimies nākošajā sanāksmē oktobrī, un mēs apzināmies to, cik šis instruments ir nepieciešams, bet, diemžēl, vēl aizvien nesam saņēmuši padomas mandātu dalībai šajās sarunās esam izlēmuši atjaunot īpašā sūtņa mandātu, lai aizstāvētu ticības brīvību, un sadarbība notiks ciešos, eh, ciešā sadarbībā ar mūsu cilvēktiesību īpašo sūtni, un šīs ir viens no svarīgiem cilvēku tiesībai stāvēšanas aspektiem. Ticības brīvība tiek apdraudēta daudzās pasaules daļās un atsevišķi gadījumi ietekmē Eiropas pilsoņus un arī taiskaitā tos, kuri ir kristieši. Tālāk runājot par vīzu atvieglojumiem cilvēktiesību aizstāvjiem, izskanēja pilnīgi būtisks jautājums, un šajā sakarā es varu teikt, ka vīzas nepiešķir Eiropas Savienība, bet dalība valstis, kurā um, Un atkārtoju vēlreiz, vīzas nepiešķir Eiropas Savienība, bet dalībvalstis, ja tās uzskata par um, vēlamu, un mūsu delegācijas eh, nepārtraukt uztur kontaktus ar dalībvalstu vēstniecībām un ar riska stāvokli esošiem cilvēktiesību aizstāvjiem, lai palīdzētu viņiem saņemt Eiropas vīzu. Jūs runājāt arī pār no komisijas saņemto eh, tekstu, kurā E, kurā ir pausta mūsu gatavība atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus visā, ko mēs varam. Priekšsēdētāji, es labprāt runātu daudz plašāk par visiem tematiem, kas ir skarti šajā ziņājumā. Es, protams, to nevarēšu izdarīt, un es pāriešu tagad pie nākošā mūsu debašu temata šodien. Uh, vienlaicīgi skaidri norādots, ka demokrātijas un cilvēktiesību aizstāvība pasaulē ir tik plaša un dziļa tēma, ka to praktiski nevar uh, izsmelt uh, eh, vienā Mēs eh, redzam, kā notiek regresija cilvēktiesību ziņā, mēs redzam, kā pieaug autoritārisms, kā parādās jauni autokrāti daudzās pasaules valstīs, un mēs redzam, kā tiek it kā solīti demokrātiski manevri, kuri pēc savas būtības tāda nav, un mēs darām to, kas mums ir jādara, un mums ir jādara vēl vairāk ar parlamentāriešu atbalstu, un tāpēc es domāju, ka šis eh, ziņojums būtu pelnījis vēl plašākas, dziļākas debatas. Tālāk par stāvokli sarunās eh, un sadarbībā ar Turciju. Es saprotu, ļoti daudz izklāstītos apsvērumus, bet e, pār šo sēžu zāli šodien pārslīdēja e, mazliet gandrīz vai kareivīga dimensija. Man e, likās, ka parādās pāvests Pīs V, kurš aicināja uz svēto aliansi pret Turciju, lai varētu mobilizēt kristiešu flotes un stātos pretī uh, E, otomāņu invāzijai. Man nav ne, ne Čamberlēna, ne. E, a, e, Austrijas Jāņa. Eh, prerogatīva, tas pieder eh, citiem laikiem, bet eh, mēs nemeklējam konfrontāciju, gluži otrādi mēģinām no tās izvairīties. Un tāpēc vairāk kārtīgi un pēdējā reizē Turcijā, Ankarā, es apliecināju mūsu nelokāmo apņemšanos. Uh, un uh, mūsu atbalstu valstīm, kuras mēs uzskatām eh, par Turcijas apdraudētām. Taču mēs arī norādām, ka nemainīsim un geogrāfiju un vienlaicīgi ar Turciju mums ir jāuztur konstruktīvas attiecības, un tas nozīmē nepieļaut eh, spriedzes eskalāciju, kurā izpētīt izpaudās eh, taiskaitā arī flotes incidentos, iesaistot kur, e, turku un Eiropas kuģus, e, abiem pārstāvot vienu militāro aliansi NATO. Un kur ir jāizmeklē instancē, kurai tas pienākās, kur, eh, kas ir NATO, bet mēs nedrīkstam pieļaut tādu atkārtošanos. Pasvītroju, ka šeit, eh, ka mēs neveidosim svēto aliansi pret otomāņu invāziju, kā eh, varbūt daži vēlējās to piedāvāt, bet ir jārīkojas. Yeah konstruktīvāk, arī kā to norādīja citi runātāji, piemēram, eh, Sančes kungs, vēl citi, un mums ir nepieciešamas plašas sarunas eh, pār tematiem, kuri šobrīd ir eh, konfliktējoši Eiropas Savienības un Turcijas sarunās, jo ir ļoti daudz problēmu mums, ko risināt, un arī mums ir pienākums, pienākums to darīt. Domāju, ka to var panākt tikai caur sarunām un dialogu. Ar neatlaidību, bet arī nepieļaujot spriedzes eskalāciju, kas nepalīdzēs problēmu risināt, bet to pasliktinās. Un no savas puses es mēģināšu meklēt risinājumus kopā ar atbalstu no kolēģiem no ārējā darbības dienas, no padomas, kāds eh, pirmdien darba kārtībā ir Turcijas temats. Un, lai sagatavotu šo tematu, esmu apmeklējis Grieķiju, Turciju un Kipru. Tālāk par Baltkrieviju runājot, es varu tikai piekrist e, runātājiem, un mēs jau no paša sākuma esam ziņojuši e, par to, ka vēlēšanu process un apstākļi mūsos vieš bāžas un ka mēs noraidām represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem no Baltkrievijas lēmēja iestāžu puses, un mēs esam nosūtījuši vairākus nopietnus brīdinājumu vēstījumus. E, tai skaitā arī formālā veidā ieņemot Eiropas Savienības nostāju, bet vienlaicīgi mums ir jāuztur kontakts ar pilsonisko sabiedrību un mums ir jāuztur kontakts ar Baltkrieviju, kas dotu mums iespēju rīkoties reālajā situācijā un uzlabot Baltkrievijas pilsoņu stāvokli un eh, eh, tajā jomā, kas attiecas eh, uz attiecībām ar Eiropas Savienību. Abas jomas nav nesavietojamas. Paust mūsu apņemšanos atbalstīt Baltkrievijas pilsoņu pilsoniskās tiesības, valsts neatkarību un suverenitāti un vienlaicīgi piedalīties kontaktos ar pilsonisko sabiedrību un atstāt atvērtus komunikācijas kanālus. Jūs daudzi atsaucāties arī uz finansējuma jautājumiem, kāpēc tiek turpināts finansēt Turciju no pirms iestājas līdzekļiem. Jāatzīmē, ka ko pirms iestājas fondi kopš 2007. gada ir samazināti eh, pār eh, miljārdu 300 tūkstošiem eiro, un pašreizējā sasignējums ir paredzēts demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesība atbalstam un atbalstam pilsoniskajai sabiedrībai līdz ar 160 miljoniem lauku attīstībai. Bet šobrīd nav pirms iestājas līdzekļi, kas būtu paredzēti ekonomiskiem jautājumiem, jo šie Eh, finansējumi ir tikuši spēcīgi samazināti, kā sekas Turcijas darbībām, kuras padomu uzskatīja, ka tās nav savietojamas un atbilstošas kandidātu valsts darbībām, ko jūs vairāk kārtīgi arī jau norādījāt. Jā, līdz ar to mēs esam izmantojuši e, instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, bet nejauciet visu, nejauciet pirms iestājas fondus ar fondiem, kas ir paredzēti, e, lai atbalstītu e, trimdniekus, izmantošu šo vārdu, nevis migrantus no Sīrijas. Te 3,5 miljoni cilvēku ir ārkārtīgi liela nasta valstī, kas E, kur tos uzņem. Un, ja mēs novirzām līdzekļus, lai palīdzētu izveidot skolas, veselības aprūpi, e, izglītību, tad e, kas tad tajā ir slikts, kā mēs varētu no tā atteikties. Jūsuprāt, mums ir jāturpina tas darīts. Un nesen tika pieņemts lēmums un parlaments. Mm Ehm, piedalījās 500 eh, miljoni eh, papildus eh, Sīrijas bēgļu atbalstam. Tā nav nauda Turcijai, kā varbūt daži teica. Nē, šie līdzekļi tieši tiek novirzīti atbalstam caur NVO, kas darbojas šajā reģionā caur apvienotajām nācijām, lai uzlabotu sīriešu trimdinieku stāvokli. To jūs nedrīkstat kri kritizēt. Jūs nedrīkstat teikt, ka, tas, e, ka tās ir mm, kādas e, nelādzīgas at, e, ietekmes. Uh, sfēras apmaiņas ar Turciju. Tālāk, eh, Baltkrievijas sakara, es eh, atbalstu jūsu bažu stāvoklis, ir nopietnas arī šeit mums ir ierobežoti rīcības instrumenti, un mēs izmantosim visu, kas ir mūsu rīcībā, un atkarībā no notikuma attīstības padome, ārējās darbības dienests eh, rīkosies. Uh, kā to pieprasa attiecīgā situācija, un šajā sakarā es varu eh, paust eh, to, ka pilnībā mans viedoklis saskar, saskan ar jūse, jūsejo. Godējumie klātesošie, paldies par jūsu uzmanību, par jūsu laiku. Es labprāt būtu uzstājies jūsu priekšā ilgāk, bet vienlaicīgi es domāju, ka es esmu sniedzis atbildes uz jūsu uzstāšanās laikā sacīto par šiem trim tematiem. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Paldies jums, godātais augstais pārstāvi! Līdz ar to šīs kopīgās debats ir noslēgušās. Un plenāra sesija šobrīd tiek pārtraukta līdz 14.15. Mm, lai jums garšo pusdienas! Hallelujah

Tag, liebe Kolleginnen un Kollegen. Labdien, godāmie kolēģi! Atsāksim sanāksmi. Vispirms eh, paziņojumi. Ekonomikas komitejas iesniegtais eh, priekšlikums eh, nav saņēmis eh, nekādus grozījumus, līdz ar to šis tiesību akts ir pieņemts. Un 24 eh, stundu laikā tā tad var iesniegt grozījumus. Saskaņā ar reglamentu līdz ar to šis atzinums ir pieņemts. Un kopā ar visiem pieņemtajiem tekstiem šīs tiesību akts tiks publiskots. Pirms mēs eh, sāksim paziņojumus, es vēlētos jums paziņot par balsošanas rezultātiem. Tātad Um, mēs izziņosim arī otro balsošanas kārtu. Pirmās balsošanas uh, kārtas rezultāti ir šādi. Uh, tātad humanitārā situācija Venecuēlā un bēgļu krīze. Pirmais grozījums noraidīts, otrais grozījums noraidīts, trešais grozījums noraidīts. Visaptvaroša politika attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu, komisijas rīcības plāns un nesenā notikuma attīstība. Pirmais grozījums noraidīts. Trešais punkts, pirmā daļa pieņemts, otrā daļa pieņemts, trešā, trešā daļa pieņemts. Uh, Sestais grozījums pirmā daļa noraidīts, sestais grozījums otrā daļa noraidīts, 14. grozījums noraidīts, 15. grozījums noraidīts. Sestais punkts pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. Astotais punkts pirmā daļa pieņemta, astotais punkts otrā daļa pieņemta, devītais punkts pieņemts, trīspadsmitais punkts pirmā daļa pieņemta, trīspadsmitais punkts otrā daļa pieņemta. Otrais grozījums pieņemts, 16. grozījums noraidīts, 18. punkts pieņemts, 7. grozījums pieņemts, 23. punkts pirmā daļa pieņemta, 23. punkts otrā daļa pieņemta, 3. grozījums noraidīts, 8. grozījums noraidīts, 24. punkts 1. daļa pieņemta, 24. punkts 2. daļa pieņemta, 24. punkts 3. Eh, eh, daļa pieņemta, 27. punkts 1. daļa pieņemta. 27. punkts 2. daļa pieņemta, 9. grozījums noraidīts, 10. grozījums noraidīts, 30. punkts 1. daļa pieņemta, 30. punkts 2. daļa pieņemta, 11. grozījums noraidīts, 12. grozījums noraidīts, 13. grozījums pirmā daļa pieņemta, 13. grozījums otrā daļa noraidīta, 14. punkts pirmā daļa atkrīt, 40. punkts otrā daļa atkrīt, 40. punkts trešā daļa atkrīt. 4. grozījums noraidīts, kā apsvērums pieņemts un 5. grozījums pieņemts. Līdz ar to tagad sāksies otrā balsošanas kārta. Pirms eh, sāksim darbu, es eh, došu vārdu Egešmaukungam, kurš vēlas izteikties eh, saskaņā ar 195. 195. punktu attiecībā uz politiskiem pasākumiem dalību valstīs. Viņam tiek piešķirts laiks divas minūtes, un Balsošana notiks eh, no, sakot no 14.30 līdz 15.45, un eh, rezultāti tiks eh, paziņoti vēl šopēcpusdienu. Lūdzu, Šmaukungs. Ostā. Kur viņš ir? Obrigado, senhora Presidente. Um, Paldies, priekšādātāji. Covid-19 krīze ir bijusi krīze, kas ietekmē sabiedrības veselību visās valstīs, un Jau tagad mēs jūtam arī ļoti dramatiskas sekas gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā. Tieši tāpēc šīs ziņojums par nodarbinātības nostādnēm šogad ir ārkārtīgi svarīgs, jo mums jau tagad vajadzētu mēģināt risināt šo ekonomisko un sociālo krīzi, ko mēs tagad jau sākam izjust un kas noteikti tuvākajos mēnešos vēl padziļināsies. Tieši tāpēc mums būtu ļoti svarīgi saprast, ka starp politiskajām grupām pastāv viedokļu atšķirības attiecībā uz eh, darba tirgu, attiecībā uz sociālo politiku, un mums vajadzētu panākt tādu plašu vienprātību, lai mēs varētu pieņemt politiku kopumu, kas ir ļoti svarīgas darba vietu aizsargāšanai. Tas pats attiecas uz arī sabiedriskiem pakalpojumiem, uz sociālo jomu. Mums ir jānodrošina, lai pēc iespējas mazāk cilvēku uh, zaudētu darbu šajā tik grūtajā laikā. Tieši tāpēc es vēlētos uh, pateikties visiem ēnu uh, referentiem, kas uh, mums ļāva panākt ļoti svarīgu vienošanos. Jau tagad arotbiedrības ir sniegušas savu atbalstu mūsu priekšlikumiem. Es ceru, ka mēs panāksim ļoti plašu vairākumu Eiropas parlamentā. Mēs jau vairāk kārt plenārsēdē esam runājuši par to, ka mums vajadzētu reaģēt uz krīzi, un mums ir vajadzīga visaptverojoša un iekļaujoša politika, lai mēs neaizmirstu par nevienu. Un liels paldies visiem, kas jau ir pauduši savu atbalstu šim ziņojumam. Lielas paldies! Kā jau es minēju, balsošana šodien notiks no 14.30 līdz 15.45, un tiek izmantoti tie paši noteikumi. Tātad vēlreiz paziņoju, ka tagad jūs varat sākt balsot un varat to darīt līdz pulksten 15.45, un paziņosim rezultātus šodien vakarā. Tagad pievērsīsimies debatēm. Nākamais darba kārtības punkts ir atbildes uz eh, mutisku jautājumu komisija - ilgspējīga ķimikālija stratēģija. Es vēlētos norādīt dalībniekiem, ka Mēs dosim vārdu politisko grupu runātājiem, un nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra, netiek akceptētī zilās kartes jautājumi. Pirmais izteiksies Grakī kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es uh, ceru, ka mūsu vidū arī ir uh, komisijas pārstāvji. Vai tā ir? Varbūt mums ir uh, jāpagaida kāda dažu minūšu pauze, ja tas ir iespējams. Šķiet, ka viņi gandrīz jau ir ieradušies. Pagaidīsim pāris minūtes.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 Right, thank you very much. Lielas paldies uh, par pacietību. Sirsnīgi sveicam komisijas pārstāvjus, bet uh, vispirms mēs uzklausīsim uh, mūsu kolēģijas Pirakī kundzi lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Komisārkungs Sinkevičus kungs, ar šo rezolūcijas priekšlikumu Eiropas parlaments aicina komisiju turpināt ilgspējīgu ķimikāliju stratēģiju. Ķimikālijas ir visur. Tās ir mūsu pārtikā, ūdenī, drēbēs, kosmētikā. Tās ir pat gaisā, ko mēs elpojam. Citiem vārdiem sakot, ķimikālijas ietekmē pilnīgi visus mūsu ikdienas dzīves aspektus. Mūsu pirmā prioritāte ir veicināt patērētāju un vidas aizsardzību. Tieši šī iemesla dēļ mēs aicinām izvairīties no riskantām vielām un atrast tām aizstājējus, kur tas ir iespējams. Mēs aicinām arī komisiju ņemt vērā uh, risku, kādu rāda endokrinā sistēmas kropļotāji un uh, kāda ietekme ir dažādu ķimikāliju savienojumiem. Mēs aicinām, lai komisija ieviestu ķimikāliju drošības standartus uh, visā pasaulē. Vajadzētu atbalstīt nacionālās arzniecības politikas mērķus, veicinot regulējošas un kontrolas sistēmas, kas ļautu paaugstināt standārtus ķimikālīju drošībai. Tas ļautu paplašināt spēles noteikumus visiem. Ķimikālijas ir arī industriju industrija. Mums ir vajadzīga grupēšanas pieeja. Tas ļautu industrijai um, nodrošināt vienu izvērtējumu vienai vielai pilnīgi visās nozarēs. Tas ļautu nodrošināt drošus un efektīvus produktus. Šādā veidā mēs arī efektivizētu um, ekonomikas darbību. Stratēģijai būtu jānodrošina arī adekvāts finansējums, lai mēs veicinātu novatorisku un drošu alternatīvu meklēšanu. Stratēģijai ir arī jānodrošina tas, lai ne, netiktu izdarīti nevajadzīgi izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Ir jāizmanto mākslīgā intelekta metodes. Tomēr Viss nav atkarīgs no parlamenta, viss nav atkarīgs arī no Briseles un Briseles politiskās gribas. Tieši tāpēc mums ir jāpaplašina arī uh, esošo Eiropas tiesību aktu izpilde. Ir jāicina, lai dalībvalstis pilnībā īstenotu pašreizējo tiesību ietvaru. Mums ir jādomā arī par konkurētspēju Eiropas tirkū. Šeit mums ir um, trīs svarīgi sabiedrotie ECA, EFSA un EMA aģentūras. Pirmkārtām mums vajadzētu izvairīties no funkciju dubultošanās starp šīm trīs aģentūrām, un otrkārt mums šīm aģentūrām ir jānodrošina adekvāts finansējums, piešķirot papildu resursus. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka šī stratēģija būtu jāsaskaņo ar šiem diviem galvenajiem zaļā kursa aspektiem, proti zaļais un digitālais aspekts. Tieši tāpēc mēs atbalstām eh, ķimkālija aģentūras eh, priekšlikumu izveidot mm, Eiropas ķimikāliju datubāzes platformu, kur varas iestādes varētu apmainīties ar informāciju kurai varētu piekļūt arī regulātori un uh, pašai pilsoņi. Lielas paldies! Dāmas un kungi, šī stratēģija ir ļoti svarīga mūsu paudzei un arī nākamajām paudzēm. Mums ir jāroda risinājumi, kas industrijai ļautu darboties tālāk. Pietiktu, lai dalību valstīm būtu vienādas specifikācijas un vienādi standarti visām ķīmiskām vielām. Tirgus galu galā darbojas visā pasaulē, un šis priekšlikums ir saistīts gan ar mūsu, gan arī ar planētas nākotni. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu komisāram Sinkevičius. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamie deputāti, darbie kolēģi. Šīs dienas diskusija un rezolūcija, ko pieņemsiet rīt par gaidāmo ķimikālīgu stratēģiju ilgspējīgam laika periodam, ir ļoti saulēcīga. Paldies jums par um, šo iespēju sniegt atbildus jūsu uzdotiem jautājumiem, jūsu mutiskajos jautājumos, tātad un uh, sniegt jums īsu informāciju par to, kāda ir aktuāla situācija ar stratēģijas izstrādi. Kā komisija to paziņoja savā darba programmā 20. gadam, nesen esam aktualizējuši šo stratēģiju, lai rēģētu uz uh, um, pandēmiju. Un uh, trešajā ceturksnī attiecīgi um, pieņemsim šo stratēģiju un um, to apstiprināsim. Uh, Sākotnējās diskusijas vēl turpinās un nešaubos, ka um, jūs ar izpratni raucīsieties to, ka informācija, ko sniedz šodien, ir tikai vispārīga detalizētāk iepazīstināt jūs ar stratēģiju šodien nevarēšu. Ķemikālija stratēģija ilgspējībai ir eh, viens no svarīgākajiem zaļā kursa mm, eh, mērķiem un tāpat arī prioritāte manā personīgajā profesionālajā darbā šogad. Pērn, kad apstiprinājām eh, zaļo kursu, visi vienojāmies par to, ka ir nepieciešama vide, kas ir brīva no ķemikālijām, no toksiskām vielām. Un stratēģija šai sakarā bija divkārši mērķi. Pirmkārt, uh, palīdzēt eh, pilsoņiem un, un, un aizsargāt apkārtējo vidi no visām ķimikālijām un eh, tāpat arī sakmēt inovācijas. Inovācijas, ar kur palīdzību izstrādāt drošas un eh, ilgspējīgas alternatīvas ķimikālijām. Nu, šis divkāršais dubultais mēģis ir bijis arī pamatā mūsu saktošanās darbam, jau no sākta gala, un no sākuma esam arī mēģinājuši apvienot veselības un vidas tātad eh, mērķis, kā arī uzlabot Eiropas eh, nozares konkurētspēju. Šai sakarā visiem jāstrādā kopā. Tas attiec, protams, arī uz komisiju. Nu, tādēļ es un man dienesti, mana komanda un es gatavojam stratēģiju ciešā sadarbībā ar daudzām citām iestādēm, ģenerāldirektorātiem, eh, um, ar, ar, ar komisāru birojiem, jo temats gal galā ir horizontāls. Rezolūcija, ko jūs pieņemsiet rīt, jūs tur atzīstiet eh, to, ka tiešām mm, ķimikālija nosarīt tāds horizontāls raksturs, jūs eh, izceļat nepieciešamību strādāt, lai nodrošinātu drošu un ilgspējīgu ķimikāliju izmantošanu, lietošanu. Tāpat jūs izceļat arī to, cik eh, svarīgi ir šī, šī nozara, tātad ķimikālija ražošana, lai sasniegtu uh, zaļā kursa mērķus, piemēram, klimata neutralitāte, nulles emisijas, pa, enerģijas pārējai energoefektivitātes sekmēšanu nu, un galu galā aprits ekonomiku. Nu, jau iepriekš vēlos jums pateikties par uh, ievērojamo darbu, ko esat eh, ieguldījuši šīs sarīgās rezolūcijas sagatavošanā, kura, kā es sacīju, ļoti saulēcīga, ļoti aktuāla. Pēc rezolūcijas pieņemšanas rūpīgi to eh, izskatīsim un uh, ņemsim vērā, beidzot uh, finansējot darbu pie mūsu simtkālī stratēģijas turpmāko nedēļu laikā. Protams, mēs ņemsim vērā arī cenu. Uh, vairāk kā 400 eh, komentārus un eh, ieteikumus, kurus esam saņēmuši no partneriem, no pilsoņiem attiecībā uz eh, ceļa kārtu ķimikāju stratēģiju, ko esam publicējuši no 9. maijā un līdz 20. jūnijam notika konsultācijas par šo ceļu kārtu tieši saistē. Nu, ko tad varam sagaidīt no šīs mūsu gaidāmās stratēģijas? Stratēģija pamatojas un tiks balstīta uz politikas izvērtēšanu iepriekšējām iniciatīvām. Ja balstīsies uz ķimikāliju likumdošanu. Rīču pārskatu 18. gadā, ķimikāliju veselības pārbaudas rezultātiem 19. gada, paziņojums par endokrīnijām grāvievielām no 18. gada un paziņojums par uh, iespējām alternatīvām uh, izskatīt uh, saskārnes starp ķimikālijām un atkritumu likumdošanu 18. gada. Lai sasniegtu mūsu pamatmērķus un stratēģijā, balstīsimies uz pieciem pamatelementiem. Kā tad tie būs? Pirmkārt, ehm, stiprināt likumdošanu, kas nodrošinātu veselības apkārtējās vidas aizlabāku aizsardzību no bīstamām ķimikāliem, jo neskatoties uz mūsu likumu tiesību aktu panākumiem, ir tomēr jāpiestrādā pie tā, lai labāk aizsargātu sevišķi maz aizsargātās iedzīvotāju grupas. Eh, jācīnās pret endokrīniem grāvēju vielām un, un eh, paliekošajām noturīgajām vielām, kas paliek eh, vidē. Otrkārt, mēģināsim sekmēt inovācijas un konkurētspēju ir nepieciešams uh, svaigas iniciatīvas tām, lai izstrādātu ilgspējīgas uh, ķimikālu alternatīvas. Nepieciešama pārēja uz drošu un uh, ilgspējīgu pēc, pēc projekta, pēc, pēc, pēc izstrādes principiem um, produktiem. Tā, tā būs tāda Eiropas Savienības kvalitātes zīme. Vienlaikus šis, šis nosvērts noturīgums Eiropā arī ir svarīgs elements, kas vairos globālo ilgspējību, globālu noturību. Tāpat arī nepieciešams atbalstīt nozares atgūšanos no ekonomiskās krīzes, nodrošināt to, ka šī nozara būtu noturīga un lai tā būtu strateģiski neatkarīga. Un svarīgākās ķimikālijas, nu, piemēram, eh, veselības eh, aprūpē un dažādām iekārtām, kas nepieciešams eh, tātad, klimata neutralitātei, digitālajai pārējai un tā tālāk, lai tas viss būtu pieejams Eiropā. Treškārt, optimizēt pastāvošos tātad, satvarus, pastāvošos tiesību aktus Mūsu tiesību akti kopumā ir piemēroti mūsu mērķiem, bet vienlaikus šie tiesību akti ir uh, visai sarežģīti un brīžiem arī nekonsekventi, un tos grūti īstenot. Tas man izaicinājumi gan partneriem, gan valsts iestādēm. Ja nepieciešams to racionalizēt un vienkāršot. Un padarīt uh, to īstenošanu efektīvāku. Uh, Jāpariet uz principu, ka vienai vielai tikai viens izvērtējums. Nepieciešam, nepieciešams uzlabot tiesību aktu ieviešanu pilns potenciāls vēl nav realizēts tieši tādēļ, ka tirsība akti netiek iedēsti. Caurgāt ir jāintensificē zinātniskie pētījumi un zināšanas attiecībā uz uh, vidas aspektiem, gan arī uz to, kā pieejamos datus labāk izmantot regulatīviem nolūkiem. Nu, ir nepieciešams uzlabot arī patērētāju informētību un, un, un informāciju par piegāžu ķēdēm. Nu, piemēram, uh, kā realizēt netoksiskus pro procesu ciklus un gala beigās aprits ekonomiku, nu pie šī jautājuma būtu jāpiestrādā. Nu, visbeidzot, globālās dimensijas stiprināšana, piektais elements, ir svarīgi, lai Eiropa kļūtu par eh, paraugu piemēru visu acīs pasaulē par to, kā ķimikālijas pārvaldīt eh, veselīgā, noturīgā veidā. Mums jāsniedz abās arī trešajām valstīm drošā ķimikāliju apstrādē un ražošanā. Un tad, kad ķimikālija stratēģija tiks pieņemta komisijas kolēģijā. Protams, es ļoti labprāt eh, nākšu atkal pie, šeit pie jums, stādīšu to priekšā. Un nu, ar nepacietību gaidu mūsu turpmāk sadarbību šīs strateģijas īstenošanai, jo, nu, darbs, protams, eh, nu, ne, nebeidzas, nenoslēdzas ar strateģijas pieņemšanu kā tādu gluži otrādi. Tas tikai sāksies. Bet pat labi, paldies jums par uzmanību. Nu, labprāt, uzklausīšu politisko grupu viedokļus. Paldies! Thank you, Paldies komisijai! Vārds kolēģim Vaisam, tās partijas vārdā, kolēģei Vaisā respektīvi. Paldies! Uh, jā, mēs nevaram atļauties uh, gaidīt ilgāk. Iedzīvotāji pasaulē paliek aizvien vairāk un vairāk, un, un uh, nu, arī uh, šeit pēdējos mēnešos Eiropā mēs piedzīvojam to, ka ir nepieciešams strādāt pie ilgspējīgiem um, produktiem, un komisija tāpat arī atzīmēja jaunajā zaļajā kursā. Un to arī neesam aizmirsuši mūsu frakcija, tam sako līdzi. Un tādēļ esam nākuši klajā ar šo rezolūciju, aicinām, lai šī ķimikāla stratēģija ilgspējībai tiktu uh, pieņemta maksimāli drīz. Un ir iespējams pieminēt šo pātrināto izvērtēšanu šiem tiesību aktiem. Mēs tiešām aicinām to, to īstenot, lai tas nepaliek tikai kā tāds princips uz papīra. Un ir nepieciešami ilgspējīgāki saimniekošanas plāni attiecīgiem uzņēmumiem, lai tas nāktu par labu gan mūsu iedzīvotājiem, gan uh, nozarei. Nu, izvērtēšana pagaidām ilgs pārlieku ilgi, reizēm produkti nenokļūst tirgu pietiekami ātri, un nu, šī pātrināta apsvēršanas procedūra, un tā jākļūst pēc, pēc, pēc būtības, ne tikai pēc nosaukuma. Tas ir nepieciešams uh, mūsu pilsoņiem. Un, eh, bieži vaina tiek novēlta uz pašām ķimikālijām, kas nav godīgi. Paldies! Eh, arī eh, Rēna nākamā kolēģe pusotra minūte. Paldies! Attiecībā uz paziņojumu par zaļo kursu komisija runāja par to, ka vēlamies panākt nulles emisijas, un tas attiecas arī uz toksiskajām vielām. Ja runa ir par bīstamām ķīmiskām vielām, tad tas ir ārkārtīgi būtisks mērķis. Ir uh, jāsakārto ķīmisko vielu regulējums, jānodrošina vidas aizsardzība un jāņem vērā apdraudējumus, ko rada šīs vielas. Runājot par mūsu rezolūciju, mēs paužam ļoti skaidru vēstījumu attiecībā uz noteikumu īstenošanu. Ir jāpapildina tiesību akti un tāpat ir jādomā par vairākiem saistītajiem aspektiem. Ir nepieciešami spēcīgi pasākumi, kas ir vērsti uz vidas aizsardzību. Un mums ir jāuzņemas atbildība šais jautājumos. Mēs vēlamies, lai visa pirmām kārtām mēs domātu par veselību un tikai tad par ražošanu. Ir nepieciešami ļoti precīzi kritēriji. Ir jādomā par tik tiešām ilgspējīgu ķīmisko vielu ražošanu un izmantošanu. Mēs nevaram ļaut uh, ražotājiem uh, šķietami padarīt viņu darbību vidē draudzīgu. Nedrīkst domāt tikai par arvien lielākiem ieņēmumiem uh, ķīmisko vielu ražošanas uzņēmumu akcionāriem ir jādomā par vidas, veselības un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu. Un to var panākt tikai samazinot draudējumu, kas ir saistīts ar ķīmiskajām vielām un domājot par drošām alternatīvām. Un te ir runa ne tikai par autorizāciju piešķiršanas procesu, bet arī par dažādo citu saistīto jautājumu saskaņošanu, proti vīdes un sociālo. Domājot par uh, ietekmi uz veselību runa ir par vairākiem miljardiem eiro gadā, un ja šīs izmaksas būtu jāsadz ražotājiem, tad es varu jums apgalvot pavisam droši, ka viņi pavisam ātri atrastu drošākas alternatīvas, un tāpēc uz to arī ir jākoncentrējas. Paldies! Un euh, paldies! Sociāldemokrāta vārdā izteicās Arēnas kundze un Riņū vārdā kolēģe Rīsa. Lūdzu, pusotrā minūte. Paldies, priekšādātāji! Komisārkungs, mūsu rezolūcijā ir runāts par ķīmisko vielu pārvaldību, un komisija ir solījusi nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem vēl līdz gada beigām. Ir skaidrs, ka ir jāstiprina iedzīvotāju veselības un vides aizsardzība. Tie ir ļoti ambiciozi mērķi. Vairāk nekā 70% Eiropā ražoto ķimikāliju tiek klasificēts kā bīstamas. Uh, Arī komisija vēlas stiprināt uh, tiesisko regulējumu, un tās ir ļoti labas ziņas. Mums ir rīč, cita starpā, un ir nepieciešama grupēta pieeja, proti līdzīga pieeja līdzīgām vielām. Ir jāizvērtē vielu radītais un uh, vielu un uh, dažādu ķimikāliju radītais risks. Ir ļoti loģiski vielas skatīt pa grupām, pa kategorijām, un ir nepieciešami atbilstoši ierobežojumi bīstamajām vielām, piemēram, talātiem. Un tāpat eh, komisija domā par jauniem kritērijiem risku pārvaldībai, un pilnīgi noteikti Eiropas Savienības tiesību aktiem ir jāregulē arī endokrīnie disruptori un citas toksiskas vielas. Ir ļoti daudz darba ņēmēju, kuri savā darba ikdienā ir pakļauti šo vielu iedarbībai. Tāpat arī PFS ir jārisina Tie ir atrodami visdažādākajos izstrādājumos, un šīs vielas ir ārkārtīgi noturīgas. Tās var būt ārkārtīgi bīstams cilvēku veselībai, un tieši tāpēc mums Eiropas Savienībā ir jāspēj regulēt simtiem dažādu ķīmisko vielu. Pagājušā gada decembrī īrijas valdība aktualizēja šo jautājumu padomas diskusijās. Un nu, tā kā ir skaidrs, ka izdevība pastāv un mums tā ir jāizmanto. Merci beaucoup. Paldies! ID frakcijas vārdā Tavaļēri kundze. Minūte, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Un te izskan diezgan kritiski komentāri attiecībā šo stratēģiju, kam es varu piekrist. Un, nu, pirmkārt, te ir tāda diezgan ideoloģiska pieeja, bet mēs vēlamies redzēt konkrētus iznākumus, konkrētus rezultātus attiecībā uz stāvokļu uzlabošanu, viņas aizsargāšanas jomā Mm, produktiem jābūt ražotiem pēc vislabākajiem parametriem un ilgspējīgiem. Ja nepiesim šim jautājumam pragmatiski, tad galu galā ķimikālija nozara tiks nu, nu sodīta par to, ka neatbilst mūsu standartiem, bet produkti ienāks no ārpus Eiropas, no kurienes arī nu, dzīve labāk nepaliks. Tāpat arī ies secēņu darba vietas un cietīs mūsu uzņēmumi. Mums ir nepieciešams um, Atjaunot ķīmiskās nozares darbību Eiropas Savienībā, nevajadzētu uzlikt pārāk daudz zaļo nodokļu, kas ierobežo kapacitāti Eiropā un, un nodrošina tikai to, ka iekļūst, ieplūst šīs vielas no trešajām valstīm. Mums ir nepieciešams sniegt aktīvu atbalstu nozarei, lai tā ražotu ilgspējīgāk. Paldies, nākamais runātājs. Uh, Eh, zaļo eh, ali vārdā Gīgold kungs. Priekšsētāja komisāra kungs, Eiropas parlaments eh, pieprasa neko mazāk kā tādu paradigmu maiņu Eiropas ķimikālajā politikā. Mūsu veselībai ja nepieciešams, nepieciešama vide, kurā nav ķīmisko vielu, un tas nepieciešams, nepieciešams lai nosvara pārkārtotos. Uh, Komisija jāpieņem nulles tolerances stratēģija attiecībā uz uh, indīgo ķimikāliju ražošanu Eiropā. Uh, šajā no, nedēļā ir iznākusies informācija vācijā, ka katrs piektais bērns uh, ikdienā tiek saskars ar ķim, bīstamām ķīmiskām vielām. Uh, Un uh, katrs piektais bērns, attiecīgi, arī nu, arī izslēgts, ka viņam varētu būt ilgtermiņa veselības problēmas, jo sevišķi ķimikālijas, kas uh, maina mm, tātad, uh, gēnus, un kā arī citas bīstamās ķimikālijas, uh, pēc būtības būtu jāizslēdz. Un tas uh, nepieciešams ne tikai mūsu bērniem, bet tā ir iespēja Eiropas nozarei uh, nepalaist garām nākotni. Uh, tīrāk ķimikālijas Eiropā. Uh, ne, novadīs ne tikai pie tā, ka labāk dzīvos cilvēkiem un būs tīrāka vide, bet uh, 1,2 uh, miljonus papildus darba vietu var nostabilizēt Eiropā šajā nozarē. Un komisāra kungs gaida līdz to, ka stratēģija būs pietiekama ambiciosa. Paldies! Paldies! Fijoki kungs nākamais uh, viena minūtē kā ir vārdā. Priekšstāvis kundze, esmu bijis ēnu referents un, diemžēl, nevaru piekrist uh, daudziem no kompromisa grozījumiem šeit pirms kursiem tiks apstiprināti. Tas notiks. Regulējums būs ļoti tāds nelabvēlīgs ar sevišķi maziem uzņēmumiem. 35 gadus esmu bijis uzņēmējs, man ir liela pieredze ar rīču regulu, ar, ar dažādām citām regulām, tādā skaitā ar veselības un darbdrošības aspektiem, un šeit ir daži ārkārtīgi problemātiski punkti pārlieku smags, eh, smags regulējums, ir nepieciešams eh, KLP un, un mainīt, un tad regulējumi tāpat arī būs nepieciešams mainīt arī veselības un darba drošības noteikumus. Ceļš ražojot eh, svaigās ķimikālijas, būs, atsevi, būs liels problēmas, un daudziem mazajiem uzņēmumiem, ja šis nav tiks piemērots tirgu, būs grūtības. Būs tāpat arī grūti nodrošināt efektīvas alternatīvas. Es noteikti uzskatu, ka bismēsrās ir jāizliedz. Bet eh, pieņemot šādu regulējumu, mūsu uzņēmumi nonāks eh, negatīvās situācijās. Ja sevišķi mazie Eiropas uzņēmumi, mm, uzņēmumiem tāpat jāskars ar smagu regulatīvo slogu, bet nekas netiek sacīts par to, kā būtu jāuzlabo mm, darbs māksliniecībās. Paldies! Eh, Pēdējā runātāja Haizekampas kundze goja NKL vārdā pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, eh, mums ir tiesības pretendēt uz viedu, kurā nav ķimikālija, nav indīgo viela, un tomēr mēs esam visai tālu no šī mērķa. Eh, es darbinieki, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē, eh, šķirs no dzīves pārāk ir tikai tādēļ, ka viņiem nāks ikdienā saskarties ar bīstamām ķīmiskām vielām tikai ierodoties darbā, viņi ir eh, apdraudēti. Un šīs eh, vielas iekļūst mūsu ekosistēmās, iet bojā uh, aputekšņotāji, bites un, un citi kukaiņi, kas uh, mirst no šīm ķimikālijām. Arī pat mazuļi ir uh, pakļauti endokriņām grābēvielām. Viņi spēlēs ar toksiskām rotaļlietām, ar kurām mēs to pieļaujam. Miljoniem dzīvnieku gadu cieš uh, neiedomājams ciešanas laboratorijās. Uh, tādēļ, ka tie tiek pakļauti tādām vecām un, un naudsaušām un lētām metodēm. Mums ir eh, gan labi tiesība akti, kas nodrošina eh, iecautājumu aizsardzību pret eh, um, bīstamākajām ķimikālijām. Tas joprojām tiek eksportēts uz citām pasaules daļām. Esmu gandarīti, ka komisija apsolījis mums izstrādāt uh, stratēģiju, kurā būs uh, tātad paredzētas nulles emisijas. Uh, toksiskajām vielām, un esam uzdevuši jums zinām mājasdarbu šai sakarā. Lai šī ķimikāļu stratēģija ilgspējībai atbilst mūsu gaidām, mums eh, principā nav daudz laika, tādēļ aicinu jūs eh, sar sarūpēt mums no ķimikālijām brīvu pasauli, kas mums ir tik ļoti nepieciešama. Paldies! Paldies! Nu, noslēgumā arī komisāram eh, vēl vārds sūtu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, kolēģi. Vēlos pateikties eh, jums par jūsu komentāriem, par uh, svarīgajām tēzēm, ko likāt galdā. Daudz kas no jūsu sacītā nu, tiešām atspoguļojas rezolūcijā, ko jūs pieņemsiet rīt. Eh, un es piefiksēju, rupīgi piefiksēju, piefiksēju jūsu sacīto un jūsu paustos viedokļus. Un, protams, mēs to visu ņemsim vērā, saliekot punktus uz īstu stratēģijai turpmāko nedēļu laikā. Uh, Mūsu mērķis šajā stratēģijā nepārprotams. Noteikti tādu vīziju visaptvarošam satveram, mm, konkrēti ceļa kārti pasākumiem, kur visām pusēm, visiem partneriem jāstrādā kopā. Covid-19 krīze viennozīmīgi ir uh, mm, no, panākusi to, ka mums ir jābūt sakārtotie ātrāk, mums ir jāatbalsta pilsoņi, jāsakmē tas, lai atkoptos nozari. Un, nu, lai mums būtu arī strateģiska autonomija to ķimikāliju jomā, kas ir svarīgs mūsu teiks, veselības aprūpē, sabiedrībai kopumā. Stratēģija tiks pieņemta kā pirmais eh, solis eh, ceļā uz uh, nulles piesārņojuma mērķi, attiecībā uz toksiskajām vielām. Uh, konkrēts pasākuma plāns tiks pieņemts 21. gadā, un tas papildinās arī citu zaļā kursa pasākumus, lai sekmētu bioloģisko daudzveidību un uh, panāktu klimata neutralitāti. Nu, gala beigās tāds būs milzīgs pienesums uh, eh, aprits ekonomikai. Stratēģija atbalstīs arī citas komisijas prioritātes, tādas kā mm, digitālā pārēja, Eiropas Savienības konkurētspējas uh, sekmēšana, cīņa pret vēzi un daudz cits joms. Šai stratēģijai būs horizontāls raksturs, tādēļ tā, es domāju, būs pietiekami aktuāla, bet, protams, tā pieprasīs visu eh, pušu aktīvu līdzdalību. Nu, un, uh, Arī, protams, tos nāksies strādāt partneriem uz vietām. Ceru uz jūsu atbalstu šai sakarā un eh, ceru, ka mūsu cieša sadarbība ar jums eh, šajā svarīgajā politikas jomā turpināsies. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Kommissar! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to diskusijas noslēgušās. Balsojums par grozījumu notiks šodien, un eh, savukārt balsojums prasīs kopumā rīt. Līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Komisijas un padomas paziņojumi. Romas, eh, Roma integrācijas eh, procesu uzlabošanu Eiropā turpmākajos gados. Diskusijās eh, netiks pieņemti spontāni komentāri un netiks pieņemti arī zilās kārtas jautājumi diskusiju gaitā. Vēršu jūs uzmanību uz to. Komisārs kundze dalī dosim viņai pāris brīžu laika, lai tā mierīgi, lai viņa mierīgi ieņemtu vietu un tad turpināsim. Um. Merci beaucoup. Paldies! Visiem, kuri palīdz uzturēt tīrību mūsu darba vietās plenārsēdes laikā. Taku priekšādātāja. Padoms vārdā izteiksies eh, Mihails Rots. Hochverehrte Frau Präsidentin! Priekšādātājs kundze, dāmas un kungi! deputāti! Šodien, tad, kad mēs runājam par Romu sociālo situāciju, mēs runājam par apmēram 10 līdz 12 miljoniem cilvēku Eiropā. Un te ir runa par apmēram 6 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu. Daudzi, pārāk daudzi no viņiem dzīvo ārkārtīgā nabadzībā, un viņiem ir ļoti lielas vajadzības. Ir pagājuši gandrīz desmit gadi, kopš mēs pieņēmām Romu stratēģiju. Daži no jums jau piedalījās šajā darbā. Šīs process 2011. Eh, gadā eh, tika uzsākts ar ļoti plašu Eiropas parlamenta atbalstu. Kopš šī brīža, um, godājumie deputāti, ir pagājuši gandrīz desmit gadi, un, uh, diemžēl, mums ir jākonstatē, ka līdz šīm sasniegtie rezultāti liek mums vilties. To mums uh, vēsta arī komisija, un uh, to um, jūs, deputāti, arī paudāt savā rezolūcijā, ko jūs pieņēmāt pagājuši gadu. Mums ir jāsaprot, ka, diemžēl, tas ir pārāk ievilcies. Mēs rādzām, ka ir grūti pārvarēt šo nabadzību, ko ir izjutušas jau daudzas paudzes, un mēs nevaram pielikt punktu šai romkultūras marginalizācijai. Es to saku arī kā tādas valsts pārstāvis, kas Fašisma laikā, diemžēl, nogalināja tūkstošiem Romu uh, cilvēku, tā skaitā arī bērnu. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt uh, Romu iekļaušanu sabiedrībā. Mums ir jāsasniedz daudz vairāk. Mums uh, vajadzētu nākotnē pielikt vēl vairāk pūliņu šim darbam. Tomēr, dāmas un kungi, deputāti, ir arī labas ziņas. Eiropas komisija stāsta, ka, jo īpaši izglītības jomā ir sasniegts labs progress. Piemēram, dalībvalstis ir uzsākušas tādus pasākumus, kas ļauj panākt, lai mazāk Romu bērnu atstātu skolu pirms tās pabeigšanas, un tāpat arī uh, tie saņem arvien plašāku izglītību. Tam, protams, ir ļoti liela nozīme. Dāmas un kungi, deputāti, 21. gadsimtā diskriminācija, rasistiski aizspriedumi un naids jau ir pagātnē. Diskriminācija, vēršanās pret čigāniem ir jāizskauž. Ja mēs paši vēlamies skatīties sev acīs, ja mēs vēlamies nodrošināt vienlīdzīgu sabiedrību, tad mums ir vajadzīga konsekventa politiska stratēģija, lai mēs varētu pārvarēt šo sociālo nevienlīdzību ārkārtīga nabadzība, kas ievelkas vairākās paaudzēs, nāk kopā ar ārkārtīgi smagām sekām veselībā, izglītībā, um, darbā. Mums beidzot vajadzētu pieņemt koncepciju, kur visas šīs jomas tiktu skatītas kopā. Tikai šādā veidā mēs varētu uh, pārlaust šo marginalizācijas apburto loku. Un, protams, ka pašiem romiem arī vajadzētu piedalīties šajā procesā. Viņiem nevajadzētu būt nostumtiem kaut kur malā. Viņiem ir jābūt līdzvērtīgiem šie dialoga partneriem, kas tiek pilnībā respektēti. Ja mēs nevaram nodrošināt piekļuvi skolai, ja mēs nevaram nodrošināt mājokli, kas atbilstu cilvēka cieņai, ja cilvēkam nav darba vietas, tad kā tad viņš var īstenot savus sapņus? Kā viņš var parādīt un attīstīt talantus mūsu sabiedrībā? Veselības jautājums koronavīrusa pandēmijas laikā ir īpaši izšķirošs. Romiem, tāpat kā pārējiem, ir jānodrošina vienlīdzīga piekļuve eh, medicīnas pamatpakāpojumiem. Mēs eh, šeit skatāmies uz jaunajām iniciatīvām, ko komisija izziņoja oktobrī, un es vēlētos šeit pateikties Eiropas parlamentām par to, ka šis temats atkal un atkal tiek likts darba kārtībā. Tas nozīmē, ka jūs esat šeit devuši savu ieguldījumu ne tikai vienreiz 2011. gadā, kad jūs uzsākāt šo stratēģiju. Jūs arī iepriekšējos gados esat vairāk kārt norādījuši, ka šis temats vēl ar vien ir steidzams un risināms. Dāmas un kungi, deputāti! Komisāris kundze, iedomāsimies eh, šeit eh, Romu bērnu, kas eh, piedzima gadā, tad, kad pirmo reizi pieņēmām šo Romu stratēģiju, 2011. gadā tātad. Tas bija cerību, lienu plānu gads, un mēs tolaik skatījāmies Romu nākotnē ar cerīgām acīm. Tagad šim bērnam jau ir deviņi gadi. Diemžēl ir jāsaprot, ka visticamāk viņš nav eh, varējis piekļūt visām tām iespējām, kas lielākajai daļai no mums ir pašsaprotamas. Mūsu bērniem un mūsu mazbērniem tas viss ir eh, pieejams. Bet eh, diskriminācija, sociāla izslēgšana nav tikai tukši vāri, diemžēl tā ir skumja realitāte, kas ir vērojama šeit pat Eiropā, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Diemžēl mēs rādzām, ka tiek likti netaisnīgi šķēršļi uh, Romu ceļā. Viņi nevar līdz ar to sev nodrošināt uh, cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Atcerēsimies vēlreiz par šo deviņgadīgo bērnu. Atcerēsimies par šiem sešiem miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, par pieaugušajiem, par sievietēm, vīriešiem, bērniem, kādas izredzes viņiem būs tuvākajos gados. Mēs nedrīkstētu viņus aizmirst. Padome un Eiropas parlaments kopīgi aicina uz Romu iekļauši, iekļaušanu visas Eiropas līmenī. Es a, esmu pārliecināts, ka šī saikne noteikti nekur nepazudīs. Dalībvalstīm, protams, piemīta galvenā kompetence, bet mēs, kā Eiropas Savienības institūcijas, varam palīdzēt, lai šis skumjais un garais ceļš vestu pie labiem rezultātiem. Par laimi mums jau ir pieņemtas eh, normas, kas eh, mm, aizliedz eh, jebkāda veida diskrimināciju. Dāmas un kungi, deputāti, šis ir izšķirošs gads Romu iekļaušanas stratēģijai. Diemžēl daudzi no jums šo teikumu būs dzirdējuši jau vairāk kārt. Šeit nav runa tikai par vārdiem, šeit ir runa jau par darbiem. Es, tāpat kā Dalīja kundze, ļoti priecājos par komisijas sagatavoto dokumentu kopumu. Vēlos jums norādīt, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai mūsu prezidentūras laikā šīs dokumentu kopums arī tiktu pieņemts. Mums Visiem būs vajadzīgs spēks, lai mēs nākotnē balstītos uz Eiropas vērtībām, uz taisnīgumu un uz solidaritāti. Eiropā bija, ir un būs solidaritātes, brīvības, cieņas un vienliedzības sapnis. Bet galvenokārt, protams, mums ir jādomā par Sintī un Romiem, kuriem, diemžēl, mēs neesam varējuši nodrošināt gana daudz. Paldies! Lielas paldies ministram Rotam, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvēji Dalī kundzei. Thank you. Paldies ministram Rotam par ļoti dedzīgo ievadu šīm tik ļoti svarīgajām debatēm. Godātie deputāti, paldies jums par to, kā Romu integrāciju esat iekļāvusi šodienas darba kārtībā. Gribu teikt paldies jums visiem. Lidijai Jarukovai, Pīteram Polakam, jo īpaši par to, ka viņi ir izcēluši Romu kopienu un ka viņi tika dedzīgi strādā, lai nodrošinātu Romu vienlīdzību, iekļaušanu un līdzdalību sabiedrībā. Un paldies arī par to, ka ir organizētas šīs debates. Un gribu teikt paldies klātesošajiem deputātiem par atbalstu virzot uz priekšu darba kārtību Romu iekļaušanai un uh, viņu vienlīdzīgai līdzdalībai sabiedrībā. Gribētu atsaukties uz kancleri Merkeli, kura uzrunāja šo parlamentu vakar. Un viņa teica, ka cilvēktiesības Cilvē, civiltiesības, cilvēku cieņas neaizskaramība, individu brīvība, personīgā, politiskā un uh, cita veida attīstība, aizsardzība pret diskrimināciju, vienlīdzība, vienlīdzību, kas uh, neizskan tikai vārdos, bet uh, tiek realizēta arī praksē. Šis ir ētiskais un politiskais pamats, uz kā Eiropa ir balstīta. Šīs ir tās tiesības, kas ir attiecināmas uz visiem. Tas nevar uz kādu attiecināt vairāk, savukārt uz kādu citu mazāk. Tās nav tiesības, kas uz kādu attiecas vienmēr, bet uz kādu citu dažreiz. Tās ir tiesības, kas vienmēr ir spēkā. Un tas ir Eiropas eh, dots solījums, kas mums ir jāpilda. Proti, ka Eiropieši tiešām var brīvi dzīvot, piekopt savu reliģiju, īstenot savu politisko pārliecību, ka viņi var īstenot savus idejas un ieceras attiecībā uz eh, laimīgu un veselīgu dzīvi. Nu, lūk, paturot prātā kanclers Merkels teikto, Es gribētu runāt par realitāti, kādā dzīvo Romu kopiena šodien. Kā jūs zināt, tad Romu kopienas ir dažas no mazāk aizsargātajām grupām Eiropā, kas ir jo īpaši cietušas Covid-19 pandēmijas laikā. Jau pastāvošā nevienlīdzība ir tikai vairojusies. Ilgstoša nevienlīdzība, diskriminācija, izstumtība nu ir kļuvušas tikai acīm redzamākas. Komisija šo faktu apzinās, un tas ir izskanējis arī vairākos ļoti mērķētos paziņojumos. Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu ātru Romu kopienas integrāciju, un mēs turpināsim darboties, reaģējot uz apstākļiem saskaņā ar mūsu pienākumiem un atbildību. Jo kopš pirmsākumiem, kad izcēlās krīze. Eh, kopā ar komisāriem Šmitu un Kirjakides eh, mēs rakstījām vēstuli dalībvalstīm un uzsvērām to, ka ir nepieciešami konkrēti pasākumi, kas vērsti uz mazāk aizsargātajām grupām, tostarp arī Romiem, Covid-19 krīzes kontekstā. Un nācām klajā arī ar vairākiem instrumentiem, kas eh, būtu iespēja ātri reaģēt krīzes situācijā un nodrošināt atbalstu mazaizsargātajām grupām, tostarp arī Romiem. Un nevienam, jo īpaši jau mazāk aizsargātajām sabiedrības daļām, nebūtu jānes nesamērīgs sloks, ja domājam par epidēmiju un tās sakām. Romu kopiena nav cietusi tikai veselības un ekonomiskajā ziņā. Dažās dalībvalstīs, un man tiešām žēl ir to teikt, bet dažās dalībvalstīs Romi ir tikuši atainoti kā sabiedrības veselības apdraudējums šīs krīzes laikā, un tas uh, ir kaunpilni. Epidēmija ir izcēlusi diskrimināciju un naidu pret šīm kopienām, kas pastāvēja jau iepriekš. Eiropas komisija spēcīgi nosoda jebkādas stigmatizācijas formas, etniskās piedarības izcelšanu vai romu padarīšanu par grēkāžiem. Visas šīs darbības ir pretrunā Eiropas Savienības vērtībām, un tas ir pretrunā mūsu demokrātijas pamatprincipiem. Eiropas Savienībai ir juridiski saistoši instrumenti, lai apkarotu diskrimināciju, tostarp diskrimināciju, kas ir balstīta uz uh, etnisko piedarību vai rasi padomjas pamatlēmums par ksenofobijas un dažādu rasismu formu apkarošanu ir instruments, lai apskarotu dažādus uz naidu balstītus noteikumus. Tostarp, ja runa ir, piemēram, par naida runu. Un vienlīdzības direktīva aizliedz diskriminēt balstoties uz rasi vai etnisko piedarību būtiskajos dzīves aspektos. Romi kā etniskā minoritāte ir viena no aizsargātajām kategorijām, uz ko attiecas šie juridiskie instrumenti, un mūsu pienākums ir šos juridiskos instrumentus īstenot un piemērot. Te pašā laikā mēs zinām, ka likumdošanas akti tā ir viena lieta. Cik tie ir iedarbīgi cilvēku ikdienas dzīvē, tas ir jau cits jautājums. Likumdošana pati par sevi nav pietiekama jebkurā jomā, un tieši tāpēc mums ir jādara daudz vairāk. Mēs eh, cieši uzraugām dalībvalstu atbilstību direktīvas normām. Šobrīd norit trīs pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm. Un tas ir attiecināms uz Romu bērnu segregāciju skolās un faktu, ka Romu bērni ir eh, neproporcionāli bieži eh, pārstāvēti tieši skolēns bērniem ar īpašām vajadzībām. Šāda situācija ir jāizbeidz. Un mēs eh, bez kautrēšanās uzsāksim turpmākas pārkāpuma procedūras, ja būs tāda nepieciešamība. Diskriminācijas un Roma iztumšanas risināšanai ir nepieciešama ilgtermiņa apņēmība un visaptvaroša pieeja. Un, kā jau teicu, mēs gatavojam ļoti ambiciozu iniciatīvu pēc 20. gada. Stratēģiskais Eiropas satvers vienlīdzībai, iekļaušanai un Romu līdzdalībai sabiedrībā līdz 30. gadam. Tur arī atspoguļosim jaunās vajadzības, kas izriet no Covid-19 krīzes marginalizētajās Romu kopienās. Esmu iecerējusi šo jauno iniciatīvu prezentēt vēlāk šogad. Mēs vēlamies spēcīgu, ambiciozu un visaptverošu stratēģiju. Esmu pārliecināta, ka balstoties uz 2011. un 2020. gada izvērtējuma rezultātiem, mums ir vairāk jākoncentrējas uz vienlīdzības veicināšanu Romu kopienās, cīnoties pret pretromu sajūtām un tai pašā laikā veicinot socioekonomisko iekļaušanu. Mums ir labāk jāatspoguļo daudzveidība Romu kopienās un jānodrošina viņu pilntiesīga līdzdalība sabiedrībā, tai visā iesaistot Romu kopienas, Romu pilsonisko sabiedrību un citas iesaistītās puses. Ir jāturpina koncentrēties uz Romu vienlīdzību un iekļaušanu visās galvenajās politikas jomās. Ir jāuzlabo datu vākšana, progresa uzraudzība, izmantojot indikātors un ļoti skaidrus mērķus, lai nodrošinātu efektīvu progresu. Sēkas, ko šī pandēmija ir atstājusi uz Romu kopienu, ir izcēlušas to, ka ir nepieciešama spēcīga apņēmība no visām interesētajām pusēm, lai virzītos uz priekšu un lai tik tiešām iesaistītu sabiedrības procesos Romu kopienas pārstāvjus. Viņiem ir nepieciešami mūsu visu kopīgi neatlaidīgi centieni, lai uzlabotu situāciju, un esmu pārliecināta, ka kopīgiem spēkiem mēs varam paveikt daudz, lai mainītu un uzlabotu mūsu sabiedrības. Kopā mēs varam panākt vairāk vairāk iekļaušanas, vairāk vienlīdzības, vairāk taisnīguma, vairāk līdzdalības Romu kopienas pārstāvjiem Eiropā. Paldies! Thank you very much, Madam Commissioner. Paldies, komisārs kundzei! Für die EVP-Fraktion der Kollege Polak das Wort. Tautas partijas vārdā Polaka kungs, vienu minūtu lūdzu. Kolego, jā, vážená pani komisārka, je na čase priznať. Paldies, priekšsēdētāji ir um, pēdējais laiks atzīt, ka iepriekšējos ja divos programmu periodus ir panākts um, visai ierobežots um, progress, ņemot vērā to, kāda ir līdzekļi ieguldīti. Novembrī gaidām jauna iniciatīva attiecībā uz Romas tātad, iedzīvotāju turpmāk integrāciju līdz 30. gadam, papildus pasākumiem. Iniciatīvām jābūt orientētām uz um, konkrētiem mērķiem un, un pasākumiem un uh, jāiet roku rokā ar konkrētiem līdzekļiem. Ir nepieciešami taustām iznākumi. Daudzās dalībvalstīs uh, joprojām ir tā, uh, ekonomiskas problēmas, kas uh, aizvien padziļinās. Ir jākoncentrējās uz konkrētām dalībvalstīm, kur ir liels Romu populācijas kur 21. gadsimtā uh, Romi turpina dzīvot uh, ēdamamas apstākļos, pie šiem viņiem nav pieejas dzeramam ūdenim, uh, atkritumu savākšanas iespējas ierobežotas un tā tālāk. Līdz ar to arī Romu integrācijai sabiedrībā ir jānodrošina tas, ka viņiem ir pieejams viss tas, kas pārējiem pilsoņiem. Roma ir sastāvda arī lielu neizmantotu sociālo un ekonomisku potenciālu Eiropā. Jāatzīmē, ka ir vērojams zināms institucionāls rasisms no arī tiesības sargājušo iestāžu puses attiecībā uz Romiem. Uh, jā, izglītības iespējas ir ierobežotas. Esmu vīlies, ka vairākas frakcijas, kas um, ir formāli aizstāv atlašu cilvēku tiesības, bloķēja mūsu kopējo rezolūciju. Tiesa tiek kritizēta Amerika attiecībā uz rasismu pret afroamerikāņiem, un tur šī līdzīga rezolūcija tika apstiprināta, atbalstīta. Nu, un, um, Nu, šeit ir pārējām nebēlēšanās saukt lietas īstajos vārdos. Jārunā par rasismu tiešām. Paldies! kiitokset edustaja Pollakille. Ja sitten Euroopan parlamentin sosiaali... Paldies Pollaka kungam. Un nu, tagad es un tevi vārdā Inseram vārds. Insers kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Pilnīgi noteikti pārāk daudz Eiropas Savienības dalībvalstu neīsteno visas Eiropas Savienības prasības Eiropas Savienībā ir jāizdara spiediens uz šīm dalību valstīm. Runa ir par diskrimināciju visās sabiedrības daļās. Ir runa ir par mājokļu tirgu, darba tirgu, skolām un dialogu ar dažādajām pārvaldības iestādēm. Tas skar jo īpaši vecāku gadagājumu cilvēkus, bērnus un sievietes. Tieši viņi ir pakļauti vislielākajām ciešanām mūsu sabiedrībās, un situācija tikai pastiprinās vīrusa radītās krīzes rezultātā. Man šķiet, ka kopumā Romi ir pelnījuši labākus dzīves apstākļus. Ir jāizskauž uh, rasu un etniskais naids. Vienlīdzīgā, taisnīgā sabiedrībā diskriminācijā gluži vienkārši nav vietas, un tas, ko mēs līdz šim esam paveikuši, ar to nepietiek. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgas stratēģijas, bet mums ir vajadzīgi arī izmērāmi mērķi. Mums ir jārīkojas, nevis tikai jāplāno īstenošana. Paldies, Īncirs kundzei. Un tagad lūdzu vārds Donāta kundzei. Pusotra minūte, lūdzu. kell. A kohéziós alapokat ugyanis nem. Pateicoties šai Romu politikai pēdējās gadu desmitgadēs, mēs esam zaudējuši vesels paaudzes Romu cilvēku. Šī stratēģija ļaus pielikt mm, punktu šai diskriminācijai. Diemžēl mm, Romu bērni nevar nekādā veidā izlausties no šīs nabadzības. Īsnībā tas ir zaudējums mums visiem. Segregācija skolās vēlāk noved pie diskriminācijas darba tirgu, un tas savukārt rada situāciju, kur simtiem tūkstošu Romu vairs nav darba Eiropā. Vesela paudze līdz ar to kļūst nabadzīgākā un arī dalībvalstu konkurētspēja sāk ciest. Mēs cerējām, ka ar šo stratēģiju mēs visu varēsim mainīt, ka problēmas pazudīs pašas no sevis, bet es uzskatu, ka uh, Integrācija nav iespējama tikai ar stratēģiju un ar pabalstiem. Mums ir vajadzīga humāna politika, ko mēs varētu veidot kopā ar Romu eh, paudas pārstāvjiem. Ungārijas prezidentūra pirms deviņiem gadiem izveidoja šo Romu stratēģiju. Tagad ir pagājusi jau gandrīz desmit gadi, un mēs redzam, ka Ungārijas valdība dara visu, lai uzvarētu nākamajās vēlēšanās. Arī Ungārijā pret romiem izturas ārkārtīgi slikti. Īsnībā tā ir daļa no Ungārijas valdības programmas. Mēs nedrīkstam nevienu marginalizēt. Mums vajadzētu visiem kopā iestāties par romiem. Lielas paldies, Donāts kundzei. Tagad izteiksies analīzēt ar Dīno. ID grupas vārdā. Thank you. Lielas paldies! Mums vajadzētu vienmēr rīkoties saskaņā ar likumu, un, protams, mums vajadzētu atcerēties arī par to, ko ir teicis Jānis Pāvils II. Viņš ir runājis par integrāciju un teicis, ka tas ir tiesību un arī pienākumu kopums. Diemžēl integrācija mūsdienās bieži vien nozīmē atteikšanos no mūsu vērtībām un no mūsu dzīvesveida. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaina pašiem pašiem sevi. Tas, eh, mm, diemžēl, ir nonācis pie tā, ka eh, Romi, piemēram, manā valstī, ir izveidojuši noziedzīgus eh, tīklus, viņi eksploatē paši savus bērnus, un baškārt, dažkārt viņi pat atsakās no savām tiesībām doties uz skolu valstī ir jāiejaucas, un tai vajadzētu mm, cīnīties pret šo eh, degradāciju, ar ko, diemžēl, ir raksturojama eh, Romu dzīve mūsu pilsētās. Mums eh, nevajadzētu šeit akceptēt to, ka mums liek atteikties no mūsu vērtībām. Lielas paldies! Tagad izteiksies Frānca kungs. Gudāmie kolēģi! Šīs debates par Romu integrāciju ir ārkārtīgi svarīgas parlamentā. Eh, Covid krīze ir parādījusi, kā mēs vēršamies pret eh, romiem. Mēs esam piedzīvojuši policijas vardarbību pret romiem. Tas ir noticis gan Ungārijā, Rumānijā, gan Slovākijā. Eh, cilvēki, kas ir ieslodzīti savos rejonos, diemžēl nevar piekļūt nec dzeramajam ūdenim, nec medicīnas aprūpei. Arī Vācijā esam pie, pie, pie, piedzīvojuši šādu vardarbību pret romiem sintagmām un sintiem. Tāpat arī tiek pat uh, nojaukti um, Romu holokausta pieminekļi, lai uzbūvētu jaunu tramvaja līniju. Esmu referents par šiem jautājumiem, un es vēlos eh, paust prasību, ka mums ir vajadzīga jauna Romu politika Eiropas Savienībā. Mums, mums ir jāpieņem jauna pieeja, ir jāpieliek punkts šai sociālajai izstumtībai, ir jānodrošina Romu cilvēku vienlīdzīga līdzdalība pilnīgi visos pārvaldības līmeņos. Šeit ir jāuzstāda skaidri un uh, saistoši noteikumi. Tāpat arī ir jāvelta adekvāts budžets nākamā Romu tiesību ietvara īstenošanai. Esmu Sintī, esmu holokausta izdzīvotāja dēls dēls. Viņš eh, zaudēja sešas tantes holokaustā. Es eh, zinu, eh, kāds ir rasisms, un es patiešām nevēlos, lai kādam vajadzētu izbaudīt to, ko es un mani radinieki ir izbaudījuši katru dienu. Diemžēl arī šajā mm, ēkā Džambatskis Ulriks ir nākuši klajā ar rasistiskiem izteikumiem. Lūdzu, kaut mirklīti iztēlojieties sevi mūsu vietā, uzdodiet sev jautājumu, kā jūs jutīsieties, ja jums vajadzēs visu laiku klausīties apvainojumos, ja jūs sitīs. Kolēģi, Eiropā ir ne tikai Covid krīze. Mēs uh, redzam, ka ir izplatījusies vēl bīstamāka pandēmija, proti rasisms. Mēs eh, beigās esam gatavi stāties pretī šai realitātei. Mēs vēlamies pielikt punktu šai netaisnībai. Paldies! Suurkiitos edustaja. Lielas paldies Romeo Franca kungām. Tagad došu vārdu Pelšpetē Rafaļskai. Viņa izteiksies EKR grupas vārdā. Komisārkungs, gadiem ilgi Romi tiek uzskatīti par dīvainiem, viņiem neuzteicas, viņi tiek izolēti, viņi tiek marginalizēti visās sabiedrībās Eiropā, kaut arī eh, viņi ir piedalījušies eh, kultūras mantojuma uh, Eh, izstrādē. Šeit es eh, citēju mm, poļu zinātnieku, kas ir pētījis romus. Viņš uzskata, ka romus vajagā, vajadzētu cienīt un augstu vērtēt. Es eh, nāku no vietas, kur romi ir dzīvojuši ļoti ilgi. Mēs šeit atsaucamies uz Roma kultūru, mēs Ehm, atceramies, kā viņi pārvietojās ar zirgu pajūgiem. Viss mans eh, reģions ir mājas arī eh, starptautiskiem kultūras festivāliem. Tā skaitā vēlos šeit pieminēt eh, dzīnieku Edvardu Dembītski, kurš nesen svinēja 65 jubileju. Mums vajadzētu respektēt Romus. Es eh, patiešām uzskatu, ka vajadzētu īstenot eh, programmas arī cita veida sociālām aktivitātēm. Mums vajadzētu mm, izzināt šo kultūras grupu. Tieši šādā veidā mēs varētu integrēt Romus. Pats eh, svarīgākais ir nemēģināt šeit piemērot vienādus risinājumus visiem. Uh, mēģinot integrēt Romus vietējā sabiedrībā. Vajadzētu akceptēt Romu kultūras īpatnības un uzklausīt pašus Romus. Liels paldies! Tagad došu vārdu Klērai Dalī. Paldies, priekšādātāji! Patiešām ļoti labi, ka es varu izteikties par Romu iekļaušanu Tad, kad Ailīna Fremer kļūsi par pirmo šīs kultūras pārstāvi īrijas parlamentā un cerams, ka pēc viņas nāks vēl daudzi. Es ar viņu satikos tad, kad viņa iestājās par aborta tiesībām īrijā un noteikti, ka viņa šajā brīdī neatradās vienkāršā situācijā. Bet uh, E, šīs tiesības ir ārkārtīgi svarīgas Romu sievietēm, tāpēc, ka viņas saskaras ar izstumtību ļoti daudzās valstīs. Bulgārijā Romu sievietes slimnīcās tiek nodalītas un pret viņām attiecas pilnīgi savādāk nekā pret citām. Arī Ungārijā netiek nodrošinātas e, apropi, ja ir runa par piespiedu sterilizāciju, piemēram. Un tāpat mm, īrijā netiek īstenota veselības stratēģija, un, diemžēl, eh, pat komiteja parlamentā nav tikusies jau desmit gadus. Mums patīk šīs stratēģijas, bet nu dienu mums ir jāpadomā arī par īstenošanu, ja mēs gribam panākt vienlīdzību. Lielas paldies Dēlīs kundzei. Tagad eh, izteiksies eh, Mihaila Šoidrova. Vienu minūti. You, Paldies, priekšādātāji! Gudāmie kolēģi! Uzdodu pati sev jautājumu, kāpēc šī situācija netiek labota? Romi dzīvo geto, ir ārkārtīgi liela nabadzība, valda bezdarbs. Uzskatu, ka Abām pusēm vajadzētu strādāt pie šīm izmaiņām, vajadzētu pie tā piestrādāt gan sabiedrībai, gan arī eh, pašiem romkultūras pārstāvjiem. Uh, Eh, arī mūsu kolēģis eh, ļoti labi apzinās šo atbildību, un viņš darbojas ļoti aktīvi, lai kaut ko panāktu. Uzskatu, ka pats svarīgākais eh, nabadzības izskaušanā ir izglītība. Mums ir daudz labu piemēru, kur jaunieši ir ieguvuši izglītību, tāpēc, ka viņi ir bijuši motivēti un viņi ir saņēmuši vajadzīgo atbalstu no savas kopienas. Mums ir. Uh, um, pilnībā jāizslēdz rasisms, nevis tikai jāierobežo. Mums vajadzētu veicināt šo jauniešu ambīcijas. Šeit vajadzētu iesaistīties gan Eiropas Savienībai, gan arī pašām dalību valstīm. Lai bērni varētu izglītoties, vecākiem ir jābūt aktīviem un nodarbinātiem. Tikai šādā veidā mēs varēsim pāraut šo a, aburto loku un nodrošināt integrācijas ieviešanu. Lielas paldies Šoidrovas kundzei! Mēs esam mazliet iekavējušies, tāpēc es vēlētos, lai jūs nepārsniegtu sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad izteiksies Milāns Brglets. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšādētājs kundzei. ikvienam ir eh, jābūt atbildīgam par Romu integrāciju. Šeit nav runa tikai par dalību valstīm ar vietējām kopienām. 80% no rom, Romiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un nav arī panākts progress struktūrālas diskriminācijas izskāšanā. Mums ir vajadzīgs harmonizēts Eiropas ietvers Romu integrācijai. Izveidotā stratēģija bija gana veiksmīga, bet mums ir jāiet tālāk. Mums vajadzētu saprast Romu kopienas daudzveidību. Viņi dzīvo ļoti atšķirīgā geogrāfiskā un arī sabiedriskā vidē. Mums vajadzētu uzlabot Romu sociālo-ekonomisko situāciju, vajadzētu nodrošināt, lai viņi var piekļūt atbilstošai veselības aprūpei. Tāpat arī vajadzētu saprast, ka viņu ekonomiskā situācija nav nekādā veidā saistām ar viņu kultūru. Tāpat arī mums vajadzētu iesaistīt Romus nacionālo stratēģiju veidošanā. Piemēram, Slovākijā ir universitātes studentu klubs Rom cilvēkiem. Manuprāt, tas ir labs piemērs. Paldies! Nākamais Frans Žamē. Godāmie kolēģi! Jūs um, šodien prasāt naudu uh, Romu stratēģijas ieviešanai Eiropā. Jūs uh, nevarat šeit vērsties pret eh, situāciju, kur ir ārkārtīgi daudz kultūras atšķirību, jo šeit neko neatrisināsiet, eh, piesaistot vēl vairāk līdzekļu. Galu galā šeit ir runa par atbildību, par atbildību uh, Eh, šo pašu cilvēku eh, atbildību, jo viņi ir izvēlējušies šādu dzīvesveidu. Protams, ka ir ārkārtīgi daudz nabadzīgu cilvēku, kuru situācija ir pasliktinājusies Covid krīzes dēļ. Kā es varētu izskaidrot šiem cilvēkiem, ka eh, šī, šīs dāsnums un šī labklājība neatiecas uz viņiem, ka mēs šeit veltīsim daudz vairāk naudas un laika tādu iedzīvotāju integrēšanai, kas to pat nevēlas? signāls. Protams, pašlaik eh, situācija ir ļoti smaga, un šajā krīzē mēs varam izvēlēties pirmām kārtām aizsargāt Franciju un pašus francūžus. Okay. Eh, työjärjestyspuheenvuoro. Jautājums par reglamentu. What ID is right now doing is actually ID pašlaik dara to, eh, par ko mēs šeit runājam. Tātad mēs runājam, ka vajadzētu izskaust diskrimināciju, bet ID tieši izsakās diskriminējoši. Es uzskatu, ka mēs nevaram pieņemt šādu veidu izteikumus. So this observation uh, had its place. Mēs uzklausījām jūsu novērojumu, taču mums ir jāatcerās, ka parlamenta deputātiem ir jāizturas ar cieņu vienam pret otru. Iespējams, ka Žamē kundze pateica kaut ko aizvainojošu citiem. Lūdzu, izturēsimies viens pret otru ar cieņu. Siirrytään eteenpäin edustaja Angel Jambatski. Turpināsim darbu un došu vārdu tagad Angelam Jambatskim. Ska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 Kolēģi, jūs mums sakāt, ka šajā valstī ir diskriminācija. Iespējams, ka es eh, nevaru par to runāt, tāpēc, ka jūs pat nezināt, kur uz kartes ir atrodama Bulgārija. Gribu aicināt jūs visus doties uz Bulgāriju un paskatīties, kā cilvēki dzīvo mazās apmetnēs. Veci eh, cilvēki izjūt pat vardarbību no šīs etniskās grupas puses. Uh, Lūdzu, aizbrauciet paši un pārliecinieties, tad jūs varēsiet eh, runāt, eh, jo jūs būsiet to paši piedzīvojuši. Vai jūs eh, mani vēlties šeit apvainot? Ja jums ir kāda apsūdzība, tad mēs varam vērsties tiesā. Un ja jūs nevarat izdarīt to tiesā, tad jums vajadzētu kaunēties par savu rīcību. Me, a... Es atvainojos, jau esmu disciplīna. Šī nav diskusija. Jūs jū, rīcībā bija minūte, jūs to esat iztērējis, saka priekšsādātāji. Turpmākas diskusijas ir jāizbeidz. Es atvainojos, priekšsādātāji. Ja jums ir kāda sūdzība, balstoties uz reglamentu, lūdzu, tad uh, iesniedziet sūdzību priekšsēdim, bet tagad es vēlētos tomēr turpināt. Čembaskī kungs turpina um, trokšņot no zāles. Jā. Sorry, excuse me. Excuse Es atvainojos, Čembaska kungs, eh, saka priekšsādētāji, eh, ja jūs eh, varat iesniegt kādu personisku komentāru diskusijas beigās, bet ne tagad. Lūdzu, ievērojiet darba kārtību un disciplīnu un respektējiet manas kā priekšsādētājas pilnvaras. Es strādāju pēc reglamenta. Lūdzu, ieklausieties, Čembas kungs. Jā, jūs varat iesniegt personisku deklarāciju diskusiju beigās, bet ne tagad. Mums jāturpina diskusija. Un tālāk dodu vārdu Lorānam Vincam. Viena minūte, lūdzu. Viņš kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Mums, mēs atcaucamies uz Roma pilsoņiem kolektīvu, kā dalību valsts un arī institūcijas. Tātad, ka, bet ir pagājusi dekāde un atcerēsimies, ka Nu, katrs Roma vismaz reizi mēnesī ir badā un, un, un viņiem nav pajumtes. Nu, būtu muļķīgi to noliegt. Senie grieķi mums sacīja, ka ir jāievēro disciplīna, bet ignorēt sliktas ziņas ir vēlnišķīgi. Mums ir jādod impulsi dalību valstīm darīt vairāk. Centrālajā un Austrum Eiropā vislielākā prioritāte jādod tam, lai cīnītos pret uh, badu un pret māku trūkumu Romas starpā. Un otrais, svarīgākai politikai šajā jābūt izglītības stratēģijai, tā skaitā ārot izglītībai un, un, un izglītībai pieaugušajiem. Tāpat arī jāuzlabo piekļuvu darba tirgumu. Visās mūsu sabiedrībās jādara vairāk, lai cīnītos pret diskrimināciju, lai vairot sabiedrības informētību attiecībā uz Romas problēmām, lai, lai mazinātu aizspriedumus, un tas viss saistās ar izglītību. Paldies! Paldies, Vincekungs. Nu, ne. Tagad savukārt esam uzklausījuši deputātu komentārus un atkal vēršamies pie komisijas. Dalīkums, lūdzu, jums vārds. Cienījamie deputāti, paldies par to, ka padalījāties mums savos viedokļos. Esmu pateicīga par to apņēmību un to atbalstu, kādu jūs izrādiet eh, parlamenta puses eh, šim jautājumam, šai lietai. Jaunais attiecīgais eh, satvers Eiropas Savienībā sekmēs līdztiesību iekļaušanu, kā arī Romu līdzdalību sabiedrības norisēs. Tā mērķis būs cīnīties pret un arī novērst pret Romu noskaņojumus un diskrimināciju mazinās nabadzību un izslēgtību, kā arī sekmēs Romu līdzdalību pilnvarojot Romas iedzīvotājus uz sadarbību un tādēļ vairojot savstarpēju uzticēšanos. Tas tāpat arī uzlabos efektīvu Romu piekļuvi kvalitatīviem pasākumiem, tā skaitā izglītības sistēmai kvalitatīvai nodarbinātībai, kvalitatīvai darba tirgumu un veselības aprūpēju un uh, un arī adekvātam, adekvātiem mājokļiem, tāpat arī piekļuvēji citiem pakalpojumiem. Ir nepieciešams pielikt punktu tam, ka starp Romu un Eiromu pilsoņiem pastāv zinām plājas. Un pozitīvi vērtēja to, ka Vācijas Eiropas Savienības prezidentūra Romu iekļaušanu un līdzlību sabiedrībā ir iekļauts savu darbu kārtībā. Vēlos pateikties eh, kanclerei Merkels kundzei par to, ka tā uzņēmusies saistības eh, um, nodrošināt vienlīdzīgus dzīves apstākļus romiem. Tā prezidentūras eh, atklāšanas runā vakar viņi par šo tām runāja. Paldies viņai par to. Un, protams, es tāpat arī rēķinos ar to, ka parlaments mūs atbalstīs šajā darbā arī turpmāk. Paldies! Kiitokset komisāri. Paldies, komisārei Dalī. Nu, tagad padomas vārdu. Vēlreiz uzklausīsim ministru Ratakungu. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dārgie deputāti. Esmu pateicīgs jums par šo diskusiju, kad es biju jūs tajā piedalīties. Tā tomēr uzrāda to, ka, nu, ka lielākā daļa mēs esam viensprāts par to, ka uzdevums ir smags. Uh, Tomēr, ja mēs to kopā darīsim apņēmīgi un ar tādu uzņēmību, tad es droši ka līdz gada beigām mums rīcībā būs stratēģija, par ko mēs visi varam vienoties un, un sākt pie tā strādāt. Mēs kā prezidentūra konkrēti pie tā arī strādāsim. Piemēram, mēs esam nolēmuši organizēt konferenci Nu, šajos apstākļos gan konferences visdrīzāk notiks tikai virtuāli, diemžēl, bet uh, tas tomēr ir vēl viens tāds papildus moments, papildus iespēja viedokļu apmaiņai ne tikai šeit parlamentā, bet, bet uh, ar pašiem romiem gal galā. Man nedaudz uh, pārsteidza tas, ko es šeit dzirdēju no nu, kāda deputāta, proti ir Ungārijā. Uh, Ehm, tātad eh, Romas eh, netiek, eh, protams, īsti atbalstīta. Vairums no šiem romiem ir mūsu valstu pilsoņi gal galā. Un nu, līdz ar to viņi ir pelnījuši tādas pašas tiesības, viņiem ir būtu jābauda tādas pašas tiesības. Un pienākumu kā mums visiem. Viņi nav kaut kādi viesi mūsu zemēs, kādi iebraucēji. Un līdz ar to tas jau pats par sevi uzrāda zinām diskrimināciju attiecībā uz, uz romiem. Ram ja, tie tiek, ja šie iedzīvotāji tiek kaut kā nodalīti un izslēgti no sabiedrības, nu, kurā visiem jābūt vienlīdzīgiem, tad nu, kā gan citādi to saukt. Bet kopumā nu, jāsaka, ka mēs jau šeit nerunājam par kaut kādām privilēģijām, kolēģi. Mēs runājam par kaut ko gluži vienkāršu, par tām pašām tiesībām un par vienlīdzīgu attieksmi, ko pelnījuši vairāk kā 6 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu un pilsonis. Nu, viņš būtu jāuzsver, ka uzbrukums Romiem Maličs būtu vērtējums kā uzbrukums Eiropas Savienības vērtībām, mūsu principiem. Es esmu pateicīgs deputātiem, kas mums vēlreiz atgādināja, ka šajā diskusijā, jo sevišķi būtu jārunā par, par, par uzņēmību, par, par tādu piemēru, Romi nav tikai problēma faktori gal galā. Gluži pretēji jāsaka. Romi kā daļa no mūsu sabiedrības um, mūsu bagātina. Nu, piemēram, Berlīnē ar Eiropas uh, Romu institūtu kultūras un mākslas jautājumos mums ir ārkārtīgi pozitīva pieredze. Un to vajadzētu uzsvērt un vairot, ka, uzsvērt, ka Romi uh, var sniegt būtisku pienesumu Eiropas uh, vēsturiskajā un kultūrajā identitātē. Un es vēlētos, lai šajā stratēģijā mēs viennozīmīgi skaidri uzsvērtu, ka ir runa par uh, cilvēkiem, kas mūs var bagātināt, ka viņi mums var dot arī daudz iespējas no savas puses galu galā. Nu, galu galā nav runa tikai par naudu, cienījamie deputāti. Mēs šeit runājam par eh, stratēģiju, kas nesaistās tikai ar naudu, ar finanšu līdzekļiem, bet ar eh, nu, attieksmi, kā mēs attiecamies pret lielāko etnisko mm, minoritāti Eiropas Savienībā. Nu, tādēļ es eh, ceru un es vēlētos, eh, lai, lai ņemot vērā pretrasisma diskusija, kas ir izvērsusies ne tikai Eiropā, bet arī citvietā pasaulē, ka šis teikums Black Lives Matter, tātad melnās eh, dzīves ir svarīgas, tiktu aizstāts arī ar saukli Romu dzīves ir svarīgas. Tā, tas būtu teicams šīs diskusijas, diskusijas iznākums. Paldies! Kiitokset. Eh, Paldies, eh, Rata kungs, jums par šo noslēgumu runu. Padoms vārdā. Džemaska kungs ir vēl um, no savas puses uh, piesaucis uh, 103. pāntu reglamentā, tātad viņš vēlas vēl ko komentēt. Viņš vēlas protestēt pret uh, izskanējušiem komentāriem pret viņu. Bet eh, man jāsaka, ka. Atbilstoši reglamentam, eh, mēs varam jūs uzklausīt jums trīs minūtes. Paldies eh, priekšsēdētājiem! Pirmkārt, vēlos pateikties komisijai par sacīto izvēlēties kādu vienu dzīves veidu vai, vai vienu ādas krāsu un to, to atbalstīt, nu, tas arī ir rasisms no savas puses. Jūs sakat, ka tur īpaši uh, iecēlēja kategorija, ir, ka viņu dzīves ir, ir svarīgas, un tad sanāk, ka citu dzīves ir mazāk svarīgas. Un tas taču ir rasisms, kas gan cits. Priekšsēdē vēlos paskatot lūko, no diviem kolēģiem dzirdēju to, ka uh, viņi man uzskata par rasistu, nu, ziniet, tas ir ļoti nopietns uh, eh, apvainojums, ar ko es varētu vērsties tiesā. Priekšsētājs vēlētos uh, saņemt video ierakstu, uh, kurā varētu konkrēti saklausīt to, ko, ko sacīja man kolēģi. Viņi sacīja, ka esmu rasists. Labi, tad vērsīsimies tiesā un, un lai, lai tiesa tad izvērtē, vai viņiem ir taisnība vai nē. Es domāju, ka tas ir nepieciešams. Un vēlos, ka, ka arī, lai šie kolēģi tiks uh, saņemta attiecīgu sodu. Mums kolēģi šeit pa kreisi, kāds saucās uz runas uh, vārda brīvību. Uh, Bet apvainojumi paliek apvainojumi. Viņi izskatās, ka viņiem ir tiesības teikt, ko viņi vēlas. Protams, e, viedokļu daudzveidība ir svarīga, un visiem viedokļiem ir jābūt vienlīdzīgiem. Es domāju, ka man ir taisnība. Es domāju, ka katrs viedoklis ir pelnījis uzmanību. Un, ja kāds tā aiz, aiz muguras kliedz, ka jūs esat rasists, nu labi, tad lieciet kādā pierādījums, argumentus. Cilvēties kājās, nu, sauciet sev vārdā un uh, gādājiet pierādījumus. Nu, šeit mūsu kolēģi, kreisnoskatie kolēģi, bolševiki, marksisti, komunisti, viņi ļaunprātīgi izmanto savas eh, iespējas. Viņi jāsauc pie atbildības, lai viņi tiešām tiktu sodīti par to, ko, ko viņi ir sacījuši. Eh, es neesmu pelnījis šādu necienīgu uzvedību. Daudz piesauc Bulgāriju. Jūs uh, pat nezināt, kur Bulgārija atrodas kartē un kad neesat bijuši pie mums. Un par šo tēmu runājot, es jums varu apliecināt, desmitiem, simtiem Bulgārijas eh, pilsoņu Romu, kas, kas dzīvo labi un pārticīgi, un viņi smiesies jums eh, sejā. Viņi nevēlas, lai jūs viņus pārstāvētu. Viņiem tas nav vajadzīgs. Jūs viņus arī nevarat pārstāvēt, jo viņi ir daļa no Bulgārijas sabiedrības, viņi ir tiešām teicami Bulgārijas pilsoņi, viņiem nav nekāda problēma. Mums nepārtrauc vienmēr tagad, eh, tas jau ir pilnīgi necivilizēti un, un, un negodīgi. Katrs uh, viedoklis ir atbalstāms, kāds viedoklis ir svarīgs. Eh, es tam tiešām ticu. Un tādēļ es lūdzu jums izrādīt, uh, um, galu galā mm, esiet pieklājīgi pret manīm. Nepārtrauciet mani, es aicinu uzlikt uh, sankcijas kolēģiem, kas man aizskāra. Un es ceru, ka es saņemšu video ierakstu ar šo incidentu, lai es varētu ar to vērsties tiesā un, un uh, pielikt punktu šiem apvainojumiem. Paldies! Uh, Džambaska kungs izmantoja viņa rīcībā esošās eh, tiesības eh, paust personīgu komentāru par, eh, par piezīmēm, kas saistās ar viņu pašu, un, protams, mēs arī sagādāsim jums sēdes transkriptu un izvērtēsim, vai nepieciešams kādas sankcijas, kāda reakcija no prezidentūras puses, tātad no, no mums. Un no nu, turpinam. Nākamais temats, kas mums ir jāizskata, un te es pārēju uz uh, somu valodu. Tad nākamais uh, eh, tēmats uh, eh, diskusija par um, padomus un komisijas uh, paziņojumiem. Runa par padomus uh, regulu par uh, Eiropas Savienības budžeta aizsardzību mm, saistībā ar dalību, trūkumiem dalību valstīs tiesiskuma jomā. Uh, Rotkungs, jums vēlreiz vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kas eh, padoms vārdā izsakās eh, Mihails Rots. Eh, deputāti kungi un kundzes kom, savā komentāru sākumā vēlos skaidri norādīt un uzsvērt to, kam būtu jābūt pašam par sevi saprotamam mums visiem. Proti, Eiropas Savienība Nu, to nevar, tā nav pirmām kārtām iekšējais tirgus vai valūtas eh, savienība. Monetārā savienība, mēs esam galvā savienība, kas balstās uz vērtībām, uz principiem pirmām kārtām. Un um, šie principi, kas ir ierakstīti mūsu dibināšanas aktos, um, ir saistoši mums visiem. Paldies, um, cienījamie kolēģi, par šo iespēju jūs iepazīstināt ar aktuālo situāciju. Um, tātad uh, par sarunām. Uh, padomē attiecībā uz uh, regulu, kas uh, dod iespēju ierobežot uh, budžeta līdzekļu izmaksas dalībvalstīm, kurās ir problēmas ar tiesiskumu. Šis priekšlikums bija um, politiskā pakta sastāvdaļa, nu, tā ir politiskās pakodas sastāvdaļa, ko komisija pieņem 18. gada 2. maijā attiecībā uz DFS izstrādi. Un kā tāda šī regulā tiek skatīta um, padomē arī kontekstā tieši ar DFS sarunām. E, Izskatot, e, tad 2018. gada novembrī sākās šī priekšlikuma izskatīšana padomē, nu, diezgan ilgs laiks jau pagājis, un diezgan e, trīs izkristalizējās, ka delegācijām padomē īpaši aktuāli bija divi elementi. Pirmkārt, sasaistīt tiesiskumu situāciju, un otrkārt, tātad balsošanas modās attiecībās pasākumu apstiprināšanu. Pēc priekšsētāja viedokļa nu, Eh, politiskās eh, vadlīnijas eh, padomē nu, norāda par to, ka progress padomē nav panākts, jo šie jautājumi tika atsevišķi izcēlti kādā sarunu pagotni, ko sagatavoja Austrijas prezidentūra savā laikā un Rumānijas prezidentūra runājot par citiem priekšlikuma elementiem, šie divi tika tādi nolikti sā, sāņus. Kopumā tika sagatavot pieci kompromisa priekšlikumi no Rumānijas puses. Gan eksperta līmenī tie tika pārunāti, gan arī politiskā līmenī. Un, um, pārskats par šo procesu un svarīgākajiem sarunu elementiem ir iekļauts pro Rumānijas prezidentūras sagatavotajā progresa ziņojumā. Padoms priekšsēdētājs ir apņēmies izstrādāt skaidru dokumentu par to, nu kā tad ir aina attiecībā uz DFS eh, kopumā, ko attiecās komisijas priekšlikumu gan ir šo te elementu un še, šim mēķim februārī. Tātad jūs tagad februārī tiek izstrādāts eh, secinājumu projekts eh, Eiropa padomē. Nu, un, kā jūs ziniet, nu, šis darbs vēl turpinās. Bez padomas darba pie šiem politiskajiem elementiem, kas ir izstrādāti priekšlikuma izskatīšanas gaitā, uh, Nu, kamēr nebūs šo politisko prioritāšu, tikmēr iespējas turpināt darbu eksperta līmenī ir ierobežotas. Nu, šie politiskie um, uzstādījumi Eiropā padomē ir iesniegti, un mēs uh, ceram, ka tie arī tiks izskatīti. Un uh, tikko kā tas notiks, tā prezidentūra nekavēties atsāks darbu pie likumdošanas tekstiem, lai sarunas ar uh, parlamentu iesāktos arī maksimāli drīz. Nu, šai sakarā priekšsēdētājs Mišēls, eh, padoms priekšsēdētājs eh, vakar ir eh, informējis Eiropa padomu arī par, šiem, par šo uzstādījumu. Šie priekšlikumi ir daļa no DFS kopējās pakotnes, un līdz ar to ir jārūpējas par to, lai um, parastās likumdošanas padomas tātad procesa mm, gaitā netiktu ne, nekāda novilcināšanās, lai attiecīgi panāktu parlamenta piekrišanu DFS priekšlikumam. Nu, es uh, atvainojos par, par šādu uh, sapiņķerētu procedūru, ar ko es jūs iepazīstināju, bet, nu, uh, jautājums ir sarežģīts, un mans uzdevums bija jūs informēt par to, kā tad lietas sastāv padomē. Paldies! Paldies, Rota kungs! Um, un tagad komisijas vārdā Hāna kungs lūdzu. Thank you, Madam President, uh, Minister. Paldies priekšādātāji ministri, godātie deputāti. Nākamās nedēļas samits ir ļoti būtisks brīdis Eiropai, kā mēs to esam jau vērojuši visā Eiropā. Katrs to esam sajutuši mūsu pašu valstīs un vēlētāju apgabalos. Covid ir mainījis mūsu dzīvesveidu un ekonomiku. Šis iepriekš nepiedzīvotais izaicinājums ir brīdis, kad Eiropā ir vēl lielāka nozīme jebkad agrāk miljoniem cilvēku dzīvību, tūkstošiem uzņēmumu nākotne. Un daudz reģionu nākotnes izredzes ir atkarīgs no mūsu ekonomikas atvesļošanas plāna. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai ik viens eiro, ko mēs investējam ar Eiropas budžeta starpniecību, tik tiešām rada pievienoto vērtību un ir reāls ieguldījums mūsu nākotnē. Eiropieši sagaida, ka aizsargāsim nodokļu maksātāju naudu un intereses, un pilnīgi pamatoti tiesiskuma regula spēlē būtisku lomu. Un es tik tiešām atzinīgi vērtēju šīs debates uh, samita priekšvakarā. Gribu uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, gadījumos, kad ir trūkumi attiecībā uz tiesiskumu dalību valstīs, mums ir nepieciešams iedarbīgs instruments, lai aizsargātu nodokļu maksātāju naudu, uh, tiesiskumu priekšlikums rada reālu budžeta aizsardzības mehānismu. Otrakārt, tas ir mērķērts instruments, lai aizsargātu Eiropas Savienības budžetu. Tas nozīmē, ka tas ir pilnībā saskanīgs ar līgumiem, un tas ir nošķirts no 7. panta mehānisma līgumā. Treškārt, tas ir objektīvs, caurskatāms budžeta mehānisms, lai nodrošinātu atbilstīgu finanšu pārvaldību. Pasākumi būs samērīgi, ņemot vērā ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu un attiecīgās dalībvalsts situācija tiks pienācīgi ņemta vērā. Pierādīšanas pienākums būs komisijai un padomēji. Pasākumi būs jābalsta uz konkrētiem faktiem un elementiem. Vēlreiz gribu teikt paldies parlamentam par atbalstu komisijas priekšlikumam tā, kas pausta 4. aprīļa rezolūcijā. Parlamenta minētās lietas ir tikušas ņemtas vērā, proti nepieciešamība nodrošināt eh, gala saņēmēju aizsardzību. Ir svarīgi, lai viņi nemaksātu un netiktu sodīti par tiesiskumu trūkumiem valstīm. Komisija šos jautājumus risinās trialogu ietvaros. Mūsu priekšlikuma tvērums ir skaidrs. Tas uh, dibina uh, ļoti skaidru mehānismu Eiropas budžeta aizsardzībai un uh, atbilstīgai finanšu pārvaldībai. 19. gada novembrī kontu un budžeta komitejas jau lēma uzsākt starp institūciju sarunas ar padomi. Un es ceru, ka dialogu varēsim sākt pavisam ātri Vācijas prezidentūras laikā. Un man tiešām bija prieks dzirdēt arī padomis pārstāvi teikto paļaujos uz eh, turpmāku parlamentu atbalstu, lai varētu panākt vienošanos, kas eh, nosargātu ambīciju līmeni šajā svarīgajā priekšlikumā. Kopīgā budžeta aizsardzība ir mūsu visu interesēs, un tiesiskuma priekšlikums ir daļa no kopējām eh, DFS sarunām, un šeit ļoti būtiski ir darboties raiti. Visas iesaistītās puses vēlas panākt vienošanos vēl vasarā, un mums ir izdevība gūta nepieciešamo atbalstu. Priekšlikums un iecerē ir ļoti ambicioza, un tas viss tiek risināts ārkārtīgi raiti, bet jāsaka, ka uh, tā arī ir jārīkojas ārkārtas apstākļos. Iedzīvotājiem, uzņēmumiem, reģioniem svarīga ir katra diena, un mums ir jāspēj panākt rezultāts. Tas ir mūsu visu interesēs. Paldies! Paldies komisāram Hānam! Tagad eh, grupu vārdā izteiksies runātāji. Sāksim ar sarvamā. Paldies priekšādātāji. Paldies eh, komisāram, padomas pārstāvim. Pirms pusotra gada jau parlaments eh, nonāca pie savas nostājas par regulu par eh, Eiropas Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad konstatēti tiesiskuma trūkumi dalībvalstīs. Tiesiskuma mehānisms būtu liels solis uz priekšu. Tas ļautu Eiropas Savienībai aizsargāt tās vērtības un arī nodokļu maksātāju naudu un Eiropas Savienības budžetu no krāpniecības. Šim parlamentam ir ļoti stingra nostāja. Mums ir nepieciešams spēcīgs tiesiskuma mehānisms. Ir mazliet satraucoši, ka no padomas saņemtā informācija liek domāt, ka vēl ar vienu nav vienprātības padomē. Pat par pašiem eh, pamatjēdzieniem regulā. Mēs eh, parlamentā uh, esam aicinājuši padomi iesaistīties jēgpilnās sarunās. Un gribu uzsvērt, ka mēs tā ar vieglu roku neapzīmogosim kaut ko jau gatavu, neveicot pienācīgas sarunas. Līdz ar to vēl ir viena spēkā jautājums padomēji. Proti, vai padomas ambīciju līmenis būs tāds pats kā parlamentam? Paldies! Paldies Sarvamā kungam! Otrs ziņotājs kopā ar Sārvamā ir Gardija Zabalas Rubjālas kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kungs, es ārkārtīgi priecājos, ka prezidentūras prioritātes ir pamatiesība. Mēs esam tiesību un vērtību savienība. Ja mēs šodien um, debatējam par šiem jautājumiem, tad tas ir tāpēc, ka mēs vēlamies uzsvērt, ka parlamentam tā ir ne tikai prioritāte, bet tas ir arī priekšnosacījums, lai mēs varētu vest debatis par budžetu, kas notiks tuvākajos mēnešos. Parlaments ir ļoti skaidri paudis uh, savu nostāju attiecībā uz komisiju. Pirmkārt, mēs iestājāmies ne tikai par tiesiskumu, mēs vēlamies arī nodrošināt, lai tiktu ņemti vērā pilnīgi visi Eh, principi, gan, eh, ja ir runa par faktisko pusi, gan arī par tiesisko pusi. Tātad eh, mm, līdzvērtīgi vienprātība, solidaritāte, uh, cīņa pret nelegālu konkurenci nodokļu jomā. Vakar kanclere Merkele savā runā izteicās par to, ka vajadzētu sadarboties ar parlamentu, lai nodrošinātu šo kopējo Eiropu. Kopā mēs stiprināsim Eiropu, tā viņa izteicās, un jūs to vēlreiz atkārtojāt. Jā, uzskatu, ka mēs esam gatavi vest sarunas ar padomi. Uzsveru, ka mums ir jāved sarunas. Mēs šeit uh, neesam tikai tāpēc, tāpēc, lai atbalstītu padomas panākto vienošanos, mums ir jāved šīs sarunas kopā. Ja mēs vēlamies būt spēcīgi, tad mums ir jābūt kopā, un tikai kopā mēs varēsim būt uh, tie, kas aizsargā mūsu pamatvērtības visas pasaules priekšā. Paldies! Paldies! Tālāk lūdzu Morits Korners, pusotra minūte. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi. Vakar kanclere savā runā izteicās par Eiropas Savienības pamatiesībām un to, ka tās ir obligāti jāaizsargā. Tas ir pareizi, bet mums vajadzētu nodrošināt konsekvenci. Kanclerei arī samitā vajadzētu iestāties par tiesiskumu un tiesiskuma principu ievērošanu. Galu galā Eiropas Savienība nav tikai kopējais tirgus, tā ir arī vērtību savienība. Katrās sarunās padomē, kur mēs nevaram šeit kaut ko vairāk panākt, tad šīs vērtības arī tiek iedragātas. Uh, Ministrs Rots ļoti labi atainoja sarunas padomē. Principā mēs varam teikt, ka dalība valstis šajā mm, tiesiskuma mehānismā nevar vienoties par divām lietām - par tiesiskumu un par mehānismu. Ar to nepietiek. Mums ir beidzot vajadzīga konsekvence, lai Eiropas Savienības nauda netiktu paņemta, lai vēlāk bradātu ar kājām Eiropas vērtības. Mums vajadzētu uh, nevis sodīt pilsoņus konkrētās valstīs, bet vajadzētu nodrošināt, lai šī Eiropas Savienības nauda nenonāktu kaut kādās eh, tumšās eh, korumpantu kabatās. Vajadzētu panākt, lai šī nauda nonāktu pie tiem, kas patiešām iestājas par Eiropas vērtībām. Par to mēs cīnīsimies. Mēs, Eiropas parlaments, vēlamies šeit dot skaidru signālu padomēji. Te um, samitā ir ļoti labas izredzes. Mēs ar budžetu varētu panākt, lai šīm eh, valstīm, kas ignorē mūsu vērtības, beidzot tiktu parādīta sarkanā kartīte. Paldies! Kitos, Erustijā Körner! Paldies! Ideja vārdā Nikolas Pei. apdraudot eh, tiesiskumu mums būtu jāskatās, piemēram, uz Slovākiju, kur eh, žurnālists tika nogalināts eh, viņa izmeklēšanas rezultātā. Bet, ja runa ir par korupciju, nu, tad jautājums ir, uz ko koncentrējamies. Atkal Polija un Ungārija ļoti sabiedrībā populāras valdības, kas ir demokrātiskas un leģitīmas. Un jāsaka, ka viņu atbalsta līmenis sabiedrībā ir ārkārtīgi labs. Un uh, tie ir cilvēki, kas noraida uz uh, migrācijas uh, aspektiem balstītu diskrimināciju, viņiem ir sava nostāja attiecībā uz LGBT daļu sabiedrībā. Un, ja runa ir par tiesiskumu, tad neviens īsti nerunā par jaunā tieslietu ministra iecelšanu Makrona valdībā. Viņš lūdza aizliegt opozīciju partijas Francijā. Nu, tā kā mēs redzam, ka tiesiskums faktiski ir politizēts jautājums. Un, un sabiedrība tam pilnīgi noteikti pretosies. Paldies! Zaļo vārtā Daniels Froins. Divas minūtes. Paldies, Haidī! Mihāla Rota, es eh, pagājušajā nedēļā biju Hamburgā kādā zupu virtuvē un uh, man likās, ka es eh, būtu saticis tur Orbanu. Tātad te ir runa par bēgļiem, par uh, bezpajumtniekiem. Ivānī ļoti bieži izsaka kritiku un saka, ka viņš cīnās par pamatiesībām. Šeit uh, Eh, Orbāns eh, viņu var sakaut. Tātad viņš ir atņēmis eh, naudu, viņš mēģina pilnībā sagraut viņa dzīves darbu. Ivānī nav vienīgais Ungārijā. Visi tie, kas kaut ko kritisku mēģina pateikt, tiek apklusināti, tiek nostumti kaut kur maliņā. Orbana mafijas valstī opozīcijai vairs nav vietas. Pagājuši, kad nebija nevienas intervijas, nevienas sarunas šova, kur kur opozīcija būtu uzaicināta uzstāties valsts televīzijā. Vienlaicīgi Orbāna uh, tēvs, viņas nots, viņas skolas draugi ir kļuvuši ārkārtīgi bagāti. Mēs redzam, ka ļoti vienkārši ir kļūt par miljardu, uh, miljardieri. Uh, Orbāns pats būvē sev pie mājām stadionu, viņš būvē vilcienus, tas ir kaut kāds bezprāts. Vācijas valdības loma ir apkaunojoša visā šajā stāstā. Mēs redzam, ka te ir iesaistīts Deutsche Telekom, tāpat arī uh, Vācijas valdība šeit nodrošina uh, minoritāti, kas uh, ne, neļauj pieņemt tiesību aktus. Sarunas par DFS un par atvesaļošanās plānu ir uh, Eh, pēdējā iespēja apturēt to, kas notiek Ungārijā. Tas ir eh, pēdējais laiks, lai mēs beidzot eh, parādītu, ka mēs neļausim šīs mūsu vērtības aizmirst un ka mēs ļausim uh, mm, Orbanā pārkāpt noteikumus un uh, viņam par to netiks uzliktas nekādas sankcijas. Paldies! PKR e vārdā Jadviga Višņevska. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Taisnība likumdošana izriet no līgumiem, un mēs atbalstām tādas tiesiskuma iniciatīvas Eiropas Savienības līmenī, kas atbilst līgumu burtam un garam. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar tās principiem Eiropas Savienība darbojas balstoties uz kompetencijām, ko tā ir piešķīrušas dalībvalstis saskaņā ar līgumiem, lai sasniegtu nospraustu mērķi. Un jebkura kompetence, kas nav atrunāta līgumos, paliek dalībvalstu līmenī. Diemžēl šis jaunais plānotais mehānisms, kas budžetu kombinē ar tiesiskumu principu, ir neprecīzs. Tas nenodrošina tiesisko paļāvību dalībvalstīm. valstīm nosacījumi attiecībā uz uh, tērētajiem līdzekļiem būtu jābalst uz ļoti konkrētiem mērāmiem un adekvātiem kritērijiem. Nevar izmantot nekonkrētus draudus vai uh, šeit parlamentā pārstāvēto kreiso spēku fobijas. Piedāvātajā teksta priekšlikumā uh, Nav piedāvāti nepieciešamie kritēriji, ir pārāk daudz manevrēšanas iespēju, tas viss ir pārāk politizēts, tas viss nav juridiski pamatots un uh, praksē īstenojams. Paldies! Nākamais runātājs Silvija Modika. Kiitos, arvoisa rouva puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesiskuma Antonīms ir diktatūra. Un līdz ar to tiesiskums ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tāpēc mums ir vajadzīgs mehānisms, ar kura starpniecību varam nodrošināt to, ka valsts, kas neievēro tiesiskumu, līdzeklis nesaņem. Tas ir mūsu pienākums nodokļu maksātāju priekšā. Ja nav reālas juridiskas sistēmas, tad um, mēs nekādi nevaram nodrošināt to, ka pārkāpumi tiks sodīti. Un tagad mēs pieņemam atvesļošanās plānu, un no šī plāna labumu gūtu arī valstis, kur ir problēmas tiesiskuma jomā kur situācija ir aizdomīga. Mums ir jāpieprasa, lai valsts, kas saņem līdzekļus, ievērotu tiesiskumu principus. Ja Eiropas Savienība nepieturēsies pie tiesiskumu principus, principa, nu tad mēs vairs nebūsim vērtību savienība, kā to bija iecerējuši Eiropas Savienības dibinātāji. Paldies! Paldies! Tālāk lūdzu Mario Furore. Grazie, prezidente. Leoru... Paldies, priekšādātāji! Eiropā ir nepieciešami spēcīgi tiesību akti, kas garantē tiesiskumu, īstenojot uh, neapšaubāmus standartus. Mēs negribam, lai šis uh, instruments tiktu izmantots politiskos nolūkos, un tāpēc es aicinātu padomi un komisiju nodrošināt to, ka ir vienlīdzīgi spēles noteikumi ar konkrētiem kritērijiem, kas palīdzētu lemt, vai ir pārkāpts tiesiskums, izmantojot pārvaldām uzraudzību. Problēma pastāv, bet mums ir nepieciešams ikgadējs izvērtējums. Mēs nevēlamies, lai tiesiskuma aizsargā tiktu radīti papildus kritēji ar makroekonomiskajiem samazinājumiem. Mums ir jānodrošina tiesu neatkarību. Mēs varētu atbalstīt tādu tekstu, kas būtu tiešām iedarbīgs instruments, kas garantētu to, ka Eiropas Savienības un tās iedzīvotāja vērtības tiek aizsargātas. Paldies! Furoras kungam. Tālāk uzklausīsim individuālus runātājus. Sāksim ar Tomas Šučakovski. Paldies par doto vārdu priekšādātāji. Es neizmantošu sev atvēlēto minūti, lai uzbruktu kādam no labējā vai kreisā spārna, jo tas nav tas, par ko mēs runājam. Galu galā viss beidzas ar to, ka esam pret fīdēšu vai sociālistiem, bet nu, tas laupa mūsu leģitimitāti padomas acīs. Būsim vienoti. Darbosimies balsoties uz principu, ka neatkarīgi no tā, kurš valstī ir pie varas, mēs viņu neaizsargāsim neatkarīgi no viņa politiskās partijas tā vietā, ja valsts vairs neievēro universālas cilvēktiesības, nu tad tai nav pieejams mūsu finansiālais atbalsts un dažādie fondi. Un tāpēc arī aicinām uzsākt sarunas. Mums ir pareizi jāmērķē mūsu centieni attiecībā uz padomi, jāsēž pie kopīga galda. Tas ir svarīgāk nekā uh, vienu vai citu cilvēku būšanu pie varas kādā konkrētā valstī. Paldies! Nākamais runātājs - Margarita Markesa. Viena minūte. Eh, eh, Paldies, priekšsādātāji! Ministra kungs, eh, es zinu, ka šis ir jautājums, kas jums ir ārkārtīgi svarīgs, un tieši tāpēc mēs paļaujamies uz jums, ka jūs aizsargāsiet tiesiskumu. Valsts, eh, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, tā ir jāievēro tā sauktie Kopenhāgenes kritēriji, tostarp arī tiesības un tiesiskums. Nu, un tā ir prasība, kas nevar nekur pazust brīdī, kad valsts kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti. Uh, Šis ir viens no principiem, ko vēlamies garantēt, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju nauda tiek aizsargāta un tā tiek tērēta saskaņā ar Eiropas vērtībām un pieeju. Un tieši tāpēc ir nepieciešams jauns, spēcīgs instruments, kas ļauj reaģēt gadījumā, ja rodas šaubas par tiesiskumu situāciju valstī, kas saņem līdzekļus. Un tas ir jāiestrādā cits starpā arī budžeta aspektos. Mums ir jāaizsargā demokrātija un tiesiskums. Ir jāgarantē, ka Eiropas Savienības iedzīvotāja nauda tiek korekti izmantot, aizsargājot Eiropas Savienības politiku un vērtības. Paldies! Paldies Markes kundzei! Tālāk lūdzu Katalīna Čeha. Paldies priekšādātāji! Šis jaunais budžets ir lieliska izdevība Eiropas Savienībai beidzot ķerties no vārdiem pie darbiem. Un Eiropas Savienības budžeta centrā likt Eiropas vērtības. Reņu grupai ir spēcīgs priekšlikums, ko varam piedāvāt. Šis instruments ir lielisks veids, kā nodrošināt, ka korumpētas valdības, kas pārkāpj tiesiskumu, tiek sodītas. Un no tā necieš NVO un pārējā sabiedrība ir jāuzrauga, jāiesaldē un jāpārvirza līdzekļu nepieciešamības gadījumā. Līdzekļi ir jāiesaldē sistēmisku pārkāpumu gadījumā, un tie ir jāpārvirz tiešajiem labumsaņēmējiem, un to visu tieši uzraudzītu komisija. Bet gribu vēl ko bilst par politiskajām grūtībām, kas tik bieži tiek pārunāts padomē. Pastāv narratīvs, ka dalībvalsts starpā pastāv interešu konflikts un man šķiet, ka tā īsti nav. Protams, ka pastāv interešu konflikts, bet tas drīzāk ir valstu un valdību vadītāju starpā, un cilvēki jau nav gluži dalībvalstis. Orbāns nav līdzvērtīgs Ungārijai, un tāpēc man rodas jautājums, ko padome vēlas pārstāvēt. Man šķiet, ka padomai būtu jāpārstāv cilvēkus, mazos uzņēmumus, NVO, vietējās pašvaldības iestādes. Viņiem būtu jābūt eh, tiešajiem Eiropas Savienības līdzekļu saņēmējiem. Kolēģi, kā mēs varam uzticēties valdībām, kas ļaunprātīgi izmanto savu varu, neievēro Eiropas Savienības vērtības? un ir korumpēti. Kā mēs varam uzticēties, ka šādas valdības Eiropas līdzekļus tērē atbilstīgi? Manuprāt, atbildi ir skaidra. Mēs nevaram viņiem uzticēties, un mums arī nevajadzētu viņiem uzticēties. Paldies! Kiitokset edustaja. Lielas paldies! Nākamais runātājs būs Johans Kūss. Vienu minūti viņam lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Es domāju, ka neviens eh, šeit eh, zālē neapšaubā tiesiskuma principu. Tiesiskas valsts principi ir jāaizsargā un eh, jāciena. Tomēr problēma ir eh, tāda, ka mēs šeit eh, mēģinām sasaistīt eh, tiesiskuma principus ar mehānismu, kas iespējams nav attiecināms uz visiem līdzvērtīgi. Šeit ir runa arī par citiem principiem, piemēram, par demokrātiju vai par subsidiaritāti. Mums vajadzētu uzmanīties, lai mēs nesāktu uh, cīnīties pret eh, kaut ko, kas patiešām ir apkarojams. Tātad eh, te ir iesaistīti gan eh, Olaf, gan arī mm, prokuroru birojas. Mēs šo cīņu nedrīkstam pārvērst cīņā pret Orbanu. Beigās mēs arī nesasniegsim to mērķi, kas bija uzstādīts. Mums nevajadzētu šeit izšaut visas lodes jau pašā sākumā. Uh, Lielas paldies, eh, Kūsa kungām! Tagad izteiksies eh, Klārā Ponsatī Obiola. Arī viņai viena minūte. Priekšādātāji, Eiropas Savienības eh, budžets ir mm, jāaizsargā, bet, lai tas būtu efektīvs un taisnīgs visās dalību valstīs, tad šie nosacījumi ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem. Tiesiskuma pārkāpumiem var būt dažādas dimensijas, bet ir jānosaka tāds minimāls objektīvs slieksnis, ko atzīst visi demokrāti, proti politi ieslodzītie ir nesavietojami ar tiesiskumu. Amnesty International un ANO uh, darba grupā par patvaļīgām aizturēšanām ir pieņēmušas atzinumus, ka katalāņi, kas pašlaik ir Spānijas cietumos, ir politieslodzītie, un viņus ir jāatbrīvo. Spānijas varas iestādes nav pildījušas šīs prasības. Kamēr Spānija turpinās vērsties pret apvienotajām nācijām un turpinās vērsties arī pret katalāņu minoritāti Spānijā, tiesiskums Spānijā nebūs īstenots. Eh, tiesiskums eh, tiek apspiests nevis austrumos, bet gan rietumos Eiropā. Ja jums rūp cilvēktiesības un tiesiskums, paskatieties arī uz Spāniju. Paldies! Kītos, Erustija Ponsa. Lielas paldies, eh, Ponsatija Objāls kundzei. Tagad došu vārdu Monikai Holmajerei. Vienu minūti. Priekšādātāji, komisāra kungs, skudāmie kolēģi. Pašlaik man izskatās, ka e, katrs e, paņem no valsts to, kas viņam visvairāk nepatīk. Nu, šeit mēs e, tiesiskumu neizprotam pareizi. Tiesiskums, manuprāt, ir tādi pamata standarti, un pēc tam parādās arī iespēja, komisāra kungs, ja šie standarti netiek ievēroti, neskatoties šeit uz cilvēkiem vai pārtījām valstī, tad arī tiek piespriestas sankcijas un veikti pasākumi. Man ir vienalga, vai te ir runa par muskatu, Orbanu vai Babišu. Mums ir problēma gadījumi ļoti dažādās partijās. Tāpat arī ir dažādas tiesiskuma problēmas. Uh, Es vēlētos arī pavisam skaidri norādīt, ka mums ir jāveic sistēmiska kontrole. Mums vajadzētu patiešām sistēmiski pārbaudīt, kā darbojas tiesiskuma mehānismi. Mums vajadzētu arī sistēmiski pārbaudīt, kā notiek publiskā iepirkuma procedūras, vai šeit neparādās tikai konkrēti uzņēmumi. Tāpat arī mums ir jāskatās, vai tas viss ir ekonomiski pamatoti. Tāpat arī ir vajadzīgas informācijas sistēmas un uh, tad mēs arī varētu visam izsekot līdzi, un mēs eh, nemēģ, mums nevajadzētu pavadīt šeit mēnešus par to apspriežoties. Uzskatu, ka mums nevajadzētu skatīties uz partijām, mums būtu vienkārši jāuzstāda standārti un jāveic attiecīgi pasākumi, tad arī mēs būsim ticami. Kiitos, edustaja. Lielas paldies, Halmēres kundzei. Tagad došu vārdu Vīts priekšādātāja Bārlijai. Priekšādātājs kundze, šis eh, temats ir ļoti svarīgs. Kāpēc Eiropas tiesības ir tik svarīgas un kāpēc tam ir finanšu sekas? Ir jāatcerās, ka valstis ir iestājušās paužot to, ka uh, Eh, šīs vērtības ir viņu vērtības un ka viņas tās aizsargās. Diemžēl tas vairs nav pašsaprotami. Mēs redzam, ka eh, mēdī vairs nav brīvi un arī daudzveidība netiek um, aizsargāta. Bez šo vērtību aizsargāšanas Eiropas Savienība nevar funkcionēt. Eh, vienotais tirgus nedarbosies bez šīm brīvībām Un uh, ceturtkārt arī tas, ka Eiropas pilsoņiem ir tiesības, lai viņu nodokļu nauda nenonāktu uh, tādu valstu vadītāju kabatās, kuriem šīs vērtības neko nenozīmē. Un, protams, uh, svarīgi ir arī tas, ka bieži vien neviena cita valoda, kas nerunā naudas valodā, netiek saprasta protams, mums ir jāaizsargā šie mūsu nosacījumi un ir jāievieš arī objektīvs monitorings. Protams, mēs rādzām, ka parādās arī pretestība. Mēs rādzām, ka ir cilvēki, kas mēģina šo mehānismu sagraut. Efektīva aizsardzība ir svarīga pilnīgi visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Thank you. Kītos edustajā Bāli. Lielas paldies Bārlīs kundzei. Tagad izteiksies Hansen kungs vienu minūti. Paldies, eh, priekšādātāji! Eh, Rota kungs, Reinders kungs, vairāk nekā pirms diviem gadiem komisija sagatavoja savu priekšlikumu un mm, pēc viena gada parlamentam šī nostāja ir skaidri zināma, taču šķiet, ka padoma vēl ar vienu guļu erkšķrozītas miegā un neko nedara. Nekad nav bijis tā, ka tik daudzās valstīs situācija ir tik smaga un nekad uz kārts nav likts tik daudz nodokļu maksātāju naudas. Mm, nauda nonāk pie autokrātiem. Šī bezdarbība, diemžēl, um, ļauj bradāt mūsu pamatvērtības ar kājām. Mums eh, nevajadzētu šeit eh, domāt, ka tā ir tikai daļa no tematiem, kas ir jāapspriež. Šeit ir runa par konkrētu nosacījumu. Eh, Rota kungs, Vācijas prezidentūrē vajadzētu nodrošināt, lai šī nauda nonāktu pie lauksaimniekiem, pie maziem un vidējiem uzņēmumiem, nevis tur, kur šo naudu var ļaunprātīgi izmantot. Kītos, Edu. Lielas paldies, Hansina kungs. Tagad Vēlētos dot vārdu uh, Volterses kundzei. Paldies, uh, priekšādātāji! Rota kungs, um, Eiropas uh, demokrātija ir viegli ievainojama. Oligarhi un populisti Eiropā visu laiku mēģina sagraut tiesiskuma principus, un, protams, ka uh, vajadzētu nodrošināt, lai uh, subsīdijas tiktu sadalītas un arī lietotas taisnīgi. Mēs redzam, kādi triki šeit tiek izmantoti. Nav pārsteidzoši, ka oligarhi un autokrāti, kurus šeit nevēlos saukt vārdā, dara visu, lai šo naudu uh, novirzītu savām kabatām. Mums uh, ir vajadzīgs šis tiesiskuma mehānisms. Šis mehānisms mums ļaus uzlikt eh, sankcijas, ja tiks atklāta krāpšana. Dalību valstīm vajadzētu atskaitīties par šīs naudas izlietojumu. Lai kas notiktu nākamnedēļ, mums vajadzētu iestāties par demokrātiju un tiesiskumu Eiropā. Eiropas nodokļu maksātāji nekad nav piekrituši šāda apmēra korupcijai. Paldies! Kītos, Erustija Volters. Lielas paldies, eh, Voltersas kundzei. Pēdējais runātājs - Otmārs Karas, arī vicepriekšādātājs. Priekšādātājs kundzei. Eiropas Savienība ir vērtību savienība, un tieši tāpēc ir ļoti apkaunojoši, ka dalību valstis vairs nebalstās uz nekādiem tiesiskuma mehānismiem un mēģina tos pat bloķēt. Pilsoņi, mēs nākam klajā ar mm, pretenzijām, mums uh, vairs nepietiek ar apgalvojumiem un priekšlikumiem. Mums uh, vajadzētu nodrošināt, lai dalībvalstis beidzot uh, darītu kaut ko, lai atgūtu pilsoņu uzticēšanos. Vēlos arī skaidri norādīt, ka nedrīkstētu piešķirt līdzekļus tādiem cilvēkiem un valstīm, kas bradā Eiropas vērtības ar kājām. Uh, Tieši tāpēc arī ir vajadzīgs šāds eh, tiesisku mehānisms, kas ļautu mums eh, eh, kontrolēt nākamās paaudzes budžetu. Tai ir jābūt daļai no šīs pakotnes. Tiesiskuma un pamatvērtību ievērošana ir prioritāte ne tikai Vācijas prezidentūrai, ne tikai Austrijas valdībai. Tā ir prioritāte mums visiem, jo galu galā tā ir šīs kopienas pamats. Paldies! Kītas, edust. Lielas paldies, Karas kungs! Tagad vēlētos dot vārdu komisijai. Un komisija pārstāv Didier Reinders, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi, deputāti! Vispirms eh, liels paldies par šīs dienas debatēm. Es ar prieku dzirdu, ka kopumā mēs esam vienisprātis par to, cik svarīgi ir aizsargāt Eiropas Savienības budžetu. Jūsu atbalsts, kā jau jūs zināt, mums ir ļoti svarīgs. Tiesiskuma principu ievērošana ir eh, pamata nosacījums, lai mēs varētu labi pārvaldīt finanšu resursus. Un mūsu priekšlikuma argumentācija ir vienkārša, lai mēs varētu kontrolēt Eiropas Savienības līdzekļu izlietojumu, lai mēs aizsargātu eh, Eiropas Savienības finanses no korupcijas un no krāpšanas. Katrā dalība valstī ir vajadzīga neatkarīga tiesu sistēma, kas nodrošina efektīvu um, apsūdzības procedūru un kas ļauj pilnībā izpildīt Eiropas budžeta prasības. Ja to apdraud trūkumi Eiropas Savienības dalībvalstu tiesisko principos, tad Savienībai ir tiesības apturēt vai ierobežot piekļuvi Eiropas Savienības finansējumam proporcionālā veidā. Vēlos arī uzsvērt, ka šis mehānisms ir um, taisnīgs un objektīvs. Uh, tiek eh, pilnībā ņemti mm, vērā dalībvalsts viedokļi, un tāpat arī tiek eh, nodrošināts samērīgums attiecībā uz piemērojumiem pasākumiem. Bez tām šie pieņemtie pasākumi tiek pakļauti arī Eiropas Savienības eh, tiesas judikatūrai. Mums ir jānodrošina, lai šis process būtu efektīvs un ātrs, un mums ir jānodrošina arī um, apgrieztais kvalificētais vairākums padomes um, balsojumā, kā to ir ieteikusi komisija. Tas ļautu ātri pieņemt uh, šos pasākumus. Godāmie deputāti, pašlaik nav neviena instrumenta, kas ļautu aizsargāt Eiropas Savienības budžetu no šādiem vispārējiem trūkumiem dalību valstu tiesiskuma sistēmās. Šāda veida mehānismu ieviešana nekavējoties uzlabotu Eiropas Savienības budžeta aizsardzību. Mēs eh, tādējādi aizpildītu šo ļoti būtisko trūkumu. Tas pašreizējā brīdī ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka komisija ir nākusi klajā ar plašāku budžetu un daudz elastīgāku budžetu, ņemot vērā Covid krīzi. Mums ir jāpieņem šie nosacījumi pilnīgi visu Eiropas Savienības nodokļu maksātāju un pilsoņu interesēs. Komisija ir apņēmības pilna eh, turpināt meklēt kompromisu un tā aicina parlamentu un padomi pavisam ātri panākt vienošanos par šo tik svarīgo priekšlikumu, īpaši ņemot vērā daudzgadu finanšu plānu. Mūsu visu interesēs ir pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos, lai jaunais daudzgadu budžets varētu sākt darboties jau no 2021. gada 1. janvāra. Eiropai ir vajadzīgi līdzekļi, lai tā varētu nodrošināt ilgspējīgu atveseļošanos, lai tā varētu palīdzēt tām valstīm un pilsoņiem, kas visvairāk ir cietuši no krīzes. Uh, Nākamajām paudzēm ir vajadzīgs šis atvesaļošanas plāns, kas ļautu savienībai kļūt elastīgākai, izturīgākai, zaļākai un ar plašāku digitalizāciju. Tāpat arī te ir jābūt ambiciozai aizstāvot savas vērtības. Tāpat arī mums ir jānodrošina eh, ļoti ātra un ambicioza vienošanās starp visiem likumdevējiem. Padomē Rotakungam vēlos teikt, ka esam gatavi uzsākt trialogu sarunas, lai panāktu progresu aizsargājot Eiropas Savienības budžetu. Mēs vēlamies vienlaicīgi aizsargāt arī mūsu vērtības. Paldies! Kiitokset komisāram. Mm, Lielas paldies komisāru kungam. Un um, noslēgumā vēlreiz vārds Jota kungam. Priekšsētājs kundze, tāgais komisāra kungs, deputāti. Nu, mēs baidāmies no zināmām kontroversēm, no, no, no pretrunām. Un eh, padomē, tas ir nu, labi zināms. Mēs eh, mm, zinām, ka Eiropa balstās ne tikai uz konsensiem, bet arī uz saviem eh, strīdiem un, un, un pretrunām. Uh, Un uh, mūsu vērtības un, un uh, konstitucionālie pamati, nu, uh, ne, pirms desmit, teiksim, gadiem neviens nebūtu iedomājies, ka šeit padomē visā nopietnībā mums nāksies pārbaudīt, vai tiesiskuma principi vienā tiek ievērot visā Eiropā. Nu, un, tas savā ziņā saistās arī ar to, ko mēs runājam par romiem pirms tam, ir runa par līdzsaistīgu attieksmi. Uh, Padomu vienkārši uzstāja tikai uz to, lai padomu visās dalībvalstīs notiktu lietas notiktu vienādi, lai visas dalībvalstis tiktu pārbaudītas, tas attiecībā uz tiesiskumu, un kad Daniels Froins apšauba priekšsēdētāju tiesiskumu, nu atgādināšu, ka vakardien federālā mūsu, mūsu kanclēra arī runāja par šo jautājumu prezidentūras programmā iemetiet aci, un, un tur ir, ir lūk šāds teikums, ko es, ko, par ko prasās komisārkungs. kungs Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu attiecībā uz to, ka budžeta līdzekļi tiek saistīti ar, uh, ar taisisko tiesisko standartu ievērošanu dalību valstīs, no kurā par to jau arī ir runa, dāmas un kungi. Un uh, mums uh, nu, nepietiek ar, ar, ar, ar vārdiem vien, un tādēļ Baltas kungam. Uh, sacījuši, ka nu, mēs mm, padomu nav tā, tādā mm, sienas miegā, mēs strādājam un priekšsētāja priekšlikums ir tāds, ka nu, padomē, ka praktiski katrā sanāksmē šīs prezidentūras laikā mēs atgriezīsimies pie jautājuma par tiesiskumu Eiropas Savienībā katrā sanāksmē. Komisijas ziņojums par uh, tiesiskumu stāvokli uh, kas tiek solīts, eh, nu, arī ir šitā mērķis ir nu, nodrošināt tādu uh, objektīvu, bet, nu, savā ziņā arī varbūt strīdīgu situācijas atspogļojumu. Nu, es ceru, ka tas arī tiks pieņemts, un paldies jums visiem par atbalstu, ko esat devuši. Uh, kopumā es skatos, ka iezīmējas tā, tā, tāds, tāds vienbalsīgums. Tā Es esmu viedokļu tuvināšanās, bet runāšanās par DFS jūs paši ziniet, ka nu, viss ir savā ziņā saistīts. Mēs nerunājam izlēt tikai par vienu jomu vienu, bet nu, tomēr, protams, jūs varat paļauties to, ka kancleris kundzes vārdi kaisēs arī līdz Eiropadomē uz padomus valstīm, ka runa ne tikai par naudu, ne, bet ir runa par mūsu pamatvērtībām, kas mums satur kopā. Uh, Nu, un tādēļ uh, Salamanga kungas uh, uh, tad, un, un citu deputātu jautājumu par to, vai mums ir pietiekams ambīciju līmenis, viennozīmīgi var atbildēt šo tēmu ar jā. Es domāju, ka mums nedrūkst politiskās gribas. Un, um, Šajās sarunās mēs noteikti atgriezīsimies pie, pie, pie šīm te vērtībām un gaidu turpmākās sarunas ar jums uz kārtas ir likts diezgan daudz, bet nu, vienlaikus arī Eiropas Savienības vienotība uz palikšanas kopējām vērtībām, un šeit nu, tiesiskums, protams, ir viens no svarīgākajiem stūrakmeņiem. Paldies! Kītoks. Paldies um, ministram Rotam par šiem noslēguma vārdiem. Un nu, vēl jums visu to labāko jūsu sarunās, tātad, lai uh, darbi sekmējas līdz ar to. Mūsu diskusija noslēgusies, un uh, līdz ar to arī plenāra sēde ir galā, respektīvi ir pauze līdz 18.15. Visu labu!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

Care kolēģi, care kolēģi, la seduta. Dargie kolēģi, atsākam darbu. Šobrīd es vēlos informēt jūs par otros balsošanas kārtas rezultātiem. Eiropas pilsoņu iniciatīva pagaidu pasākumu attiecībā uz vākšanas verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu. 15. grozījums pieņemts. Ar to arī procedūra ir noslēgta. Dalību valstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Balsojums blokā pieņemts. Trešais pirmā daļa pieņemts. Trešais otrā daļa pieņemts. Ceturtais pirmā daļa pieņemts. Ot, otrā daļa pieņemts. Pieci viens pieņemts. Pieci otrā daļa pieņemta. Trešā daļa pieņemta. Sestais trīs daļās. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. Ceturtā daļa pieņemta. 11. pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa pieņemta, 15. pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, 17. pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, 20. pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta, 33. pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. 36. grozījums pieņemts, 38. pieņemts, 28. atkrīt, 37. pieņemts, 7. grozījums atkrīt. Budžeta projekts numur 5 2020. gadu budžetam pirmais grozījums noraidīts. Es sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 11. grozījums noraidīts. Pirmais punkts, e, pirmā daļa pieņemts, otrā daļa pieņemta. Pirmais grozījums noraidīts. Otrais punkts pieņemts. Otrais grozījums noraidīts. Septītais grozījums noraidīts. 12. grozījums noraidīts, 13. noraidīts, 14. noraidīts, 15. noraidīts, Devītais punkts, pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa pieņemta. Desmitais punkts pieņemts. Trešais grozījums noraidīts. 16. grozījums noraidīts. 11. punkts pieņemts. 17. grozījums noraidīts. 12. punkts pieņemts. 13. punkts pieņemts. 14. punkts pieņemts. 25. grozījums pieņemts. 22. grozījums pieņemts. 25. punkts divās daļās. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. 18. grozījums pieņemts. 28. punkts pieņemts. 19. grozījums pieņemts. 31. punkts divās daļās. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. 32. punkts pieņemts. 23. grozījums pieņemts. 34. punkts divās daļās. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. 24. grozījums pieņemts, 26. grozījums pieņemts, 20. grozījums noraidīts. 40. punkts divās daļās. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. 42. punkts pieņemts. Ievilkums 5 pieņemts. Apsvērums A ceturtais grozījums noraidīts. Apsvērums B pieņemts. Piektais grozījums noraidīts, sestais grozījums noraidīts, 21. grozījums pieņemts, 9. grozījums noraidīts, 10. grozījums noraidīts, 8. grozījums noraidīts. Sociāldemokrāti no Reņģu grupas ir informējuši mani par grozījumiem komiteju un delegāciju sastāvā. Šie lēmumi tiks iekļauti šodienas sanāksmes protokolā un stāsies spēkā ar šo paziņojumu brīdi. Ar to esam nonākuši pie trešās balsošanas kārtas, kā tas paredzēts darba kārtībā. Pirms sākam balsošanu, vēlos dot vārdu Tadīno kundzi saskaņā ar 250. punktu attiecībā uz vienošanos starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par personāla datu apmaiņu. Tiesības sargājušo iestāžu sadarbībai. Paldies! Es vēlos pateikties visiem kolēģiem un ēnu referentiem eh, par palīdzību strādājot pie šī dosjē, kura galvenais mērķis ir sniegt EP ieteikumu līgumam, kas tiktu noslēgts starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, Eiropolu un tām atbildīgajām tiesību sargājušiem iestādēm Jaunzēlandē, kas apkaro terorismu un no, cits nopietnas noziegums. Diemžēl terorisms joprojām ir būtisks apdraudējums. Tā ir absolūta prioritāte apkarot šādu veidu noziegumus ne tikai Eiropas Savienībai kopumā, bet katrai dalību valstī atsevišķi ir pārāk daudz upuru pēdējos gados pārāk daudz esam cietuši no šī naida un vardarbības. Tas, ko mēs šobrīd darām, ir strādājam pie padziļinātas sadarbības ar Jaunzēlandi, balstoties uz stratēģiju, apzinoties, ka abas puses ir partneri, kas balstās uz līdzīgiem principiem un pieeju. Šodien uh, Eiropola un Jaunzēlandes policija panāca vienošanos par darba programmu struktūrētai sadarbībai. Tomēr šobrīd tam nepastāv tiesiskā bāze, kas ir absolūti nepieciešama, lai saprastu, kā labāk veidot šo sadarbību, apkarojot terorismu. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek izmantoti dati, personu dati pareizajiem mērķiem, pareizajiem pielietojumam un ievērojot eh, arī privātumu nododošos datus. Ir jāatrod līdzsvars starp šiem apsvērumiem. Mums ir nepieciešams pareizs tiesiskais ietvars šai sadarbībai, un es ceru, ka šeit Eiropas parlamentā mēs panāksim to jau pavisam drīz. Paldies! Balsošanas laiks eh, sāksies 18.30 līdz 19.45. Balsošana notiks tādā pat procedūrā, kā tas ir jau ierasts tagad. Un ar šo pasludinu trešo balsošanas sesiju kā atvērtu. Jums ir laiks balsot līdz 19.45, un balsošanas rezultāti tiks paziņoti rīt no rīta pusdien deviņos. 19.45. tiks slēgta šodienas sanāksme un darbs tiks turpināts rīt 9 no rīta ar eh, balsošanas rezultātu paziņošanu. Paldies visiem!